Welcome, uh, colleagues, to this. Kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs uh, šajā otrajā uzklausīšanā trīs uh, sanāksmju pasākumā, kur mēs vēlamies runāt par to, kā Cambridge Analytica ir izmantojis Facebook lietotāju datus. Kā jūs minēju, ir paredzētas trīs uzklausīšanas, un šī ir otra no tām. Uh, Mēs organizējam šo uzklausīšanu Lībe komitejā, bet ir iesaistītas arī ITRE, AFCO un Jūrija komitejas. Šodien pie mums ir pārstāvēti arī citi līdzpriekšādātāji, bet mēs īsti nezinām, kad viņi ieradīsies. Jūrija komiteju pārstāv vicepriekšādātāja Madija Delvo Madija, protams, ir ieradusies. AFCO komiteja pārstāvēs Hībners kundze, viņa pavisam drīz būs klāt, savukārt ītri pārstāvēs Pols Rūbiks. Protams, ir svarīgi, ka visas komitejas piedalās šajā uzklausīšanā. Mums pievienosies arī IMCO vicepriekšādātājs un šķiet, ka arī kult vicepriekšādātājs, bet eh, tās ir tikai iespējas. Mēs vēl nezinām, vai tā tiešām būs. Uh, 4. jūnijā notika pirmā uzklausīšana. Man ir tagad jānolasa tādi diezgan garlaicīgi ievadvārdi, pirms mēs varēsim ķerties klāt lietas būtībai, bet es domāju, ka tas ir svarīgi. Pirmajā uzklausīšanā mums bija ļoti veiksmīga sanāksme, kuru mēs izmantojām jautājumu un atbilžu formātu, kas tiks piemērots arī šajā sanāksmē. Sirsnīgi sveicu visus mūsu viesus. Mēs eh, Ceram, ka arī pavisam drīz ieradīsies eh, daudz deputātu. Viņi pašlaik ir ceļā, tāpēc ir pirmdiena. Pēc priekšādātāja konferences lēmuma 12. aprīlī un pēc tikšanās ar Cukerbergu priekšādātāja konferencē mēs nolēmām norganizēt trīs padziļinātas eh, komiteju uzklausīšanas. Uh, ar eh, galvenajiem iesaistītajiem Cambridge Analytica un Facebook skandālā. Šo uzklausīšanu mērķis ir mm, izmeklēt šo jautājumu dziļāk un noteikt tālāko rīcību, izmantojot Eiropas Savienības instrumentus. Kolēģi, protams, mēs saprotam, ka ir sarežģīti panākt, lai pie mums ierodas vispiemērotākie runātāji, bet mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi uzklausīt tos, kas bija atbildīgi par konkrētajām nodaļām un kas eh, ir atbildīgi arī par lēmumu pieņemšanu Facebook uzņēmumā. Šodien mēs vēlamies uzklausīt eh, šos viesus. Vēlreiz atgādināšu, ka otrajā daļā mēs liksim uzsvaru uz sekām, uz uh, datu aizsardzību un privātumu, uz elektriskiem, elektroniskiem procesiem, uz eh, iedzīvotāju uzticēšanos eh, platformām, uz kiberdrošību un eh, sociālo mēdīju tirgus pozīciju. Nākamā daļa notiks 2. jūlijā, un tad mēs uzklausīsim vairākus komisārus. Mūs interesē politikas risinājumi, un instrumenti, kas ļaut nodrošināt, lai līdzīgas situācijas neatkārtotos. Šajā sanāksmē mēs vēlamies, lai Facebook pārstāvētu Šerila Sandberga vai arī um, kāds, uh, kas viņu varētu pārstāvēt. Kolēģi, sāksim šīs dienas uzklausīšanu. Šodien mums ir paredzēti trīs interesanti sarunu paneļi, bet uh, pirms tam es atgādināšu, kādu noteikumu tiek piemēroti uzklausīšanai un jautājumu un atbilžu sesijai. Tātad ņemiet lūdzu vērā šo procedūru. Pirms sanāksmes politiskās grupas nolēma piešķirt jautājumus katrai sesijai. Katrā sesijā būs 15 jautājumi un tiek izmantota dehonta sistēma. Viss tiek eh, taisnīgi saplānots pēc šīs sistēmas. Un pēc katra jautājuma mēs eh, aicināsim viesus atbildēt, tā lai uzklausīšana ritētu raiti un interesanti. Pēc paneļa prezentācijām došu vārdu komiteja priekšsēdētājiem, un pēc tam mēs izmantosim jau sagatavoto runātāju sarakstu. Katram deputātam runātāju sarakstā, kā arī komiteju priekšsēdētājiem, ir iespēja uzdot vienu konkrētu jautājumu, kas tiek adresēts konkrētam paneļrunātājam. Tātad jums ir jāpasaka, kuram runātājam jūs uzdodat jautājumu. Jums ir uh, viena minūte jautājumu uzdošanai, un uh, Divas minūtes tiek atvēlētas atbildēji. Laika ierobežojumi tiks eh, patiešām piemēroti, un mēs atslēgsim mikrofonu, ja tā nebūs. Ja deputāta nav klāt, tad eh, dosim vārdu automātiski uzreiz nākamajam runātājam sarakstā. Šķiet, ka šī procedūra ir gan skaidra, un mēs varam sākt ar runātājiem. Es eh, domāju, ka nebija pārāk garlaicīgs. Pirms dosim vārdu runātājiem, Es eh, kā pirmajai vēlētos eh, dot vārdu Andrejai Jelinekai. Pēc tam izteiksies Pauls eh, Olivier Dehe, viņš ir personaldata.io priekšādātājs, un arī Stīvs Satterfields ir ieradies, viņš ir privāta un politikas direktors un reklāmas politikas vadītājs publiskās politikas uh, nodaļā Facebook. Sāksim tagad uh, pirmo sesiju. Mm, Tātad sāksim ar runātājiem. Es atvainojos. Tā kā mēs esam ļoti demokrātiski un taisnīgi. Es vēlētos dot iespēju priekšādātājiem un vicepriekšādātājiem no pārējām komitejām pateikt pāris vārdu, ja viņi to vēlas. Madija. Paldies, Klod! Es eh, pārstāvu juridisko lietu komiteju, un mūsu komiteja galvenokārt eh, pētā lietas, kas eh, saistās ar jurisdikciju, piemērojumiem tiesību aktiem un jautājumiem pār tiesu kompetenci, par piekritību. Un, protams, mēs runājam arī par saskaņotību ar dalībvalstu tiesībām, par um, datu ieguvi, un jo īpaši mūs interesē arī intelektuālā īpašuma jautājumi. Es eh, jūrī komitejas vārdā arī vēlētos sirsnīgi sveikt eh, ieradušos ekspertus un ceru, ka šīs diskusijas būs atklātas un interesantas, jo īpaši mūs interesē uh, kas notika šajā gadījumā un kādas iespējas mums ir to visu vērst par labu, nodrošinot, lai nekas tam līdzīgs neatkārtotos. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt šo sanāksmes liekas kavēšanās. Lielas paldies, liels paldies par jūsu uh, konkrētību un par to, ka esat ieradusies, lai pārstāvētu jūriju komiteju. Labi, tad sāksim ar uzklausīšanu. Un došu vārdu pirmajai runātājai, Andrejai Jelinekai. Viņa ir mm, Eiropas datu aizsardzības uz biroju vadītāja un pārstāv arī Austrijas datu aizsardzības biroju. Paldies, priekšādātāji! Godājamie deputāti! Vispārējā datu aizsardzības eh, regulās stājās spēkā 25. maijā, kā jūs visi zinat, un eh, tā tika pieņemta jau pirms diviem gadiem. Eiropas eh, datu aizsardzības padome um, tika izveidota saskaņā ar šo regulu, un tā apkopo um, Eiropas datu aizsardzības birojas no visām dalību valstīm. Un tādējādi arī uzņēmums lēmumu pieņemšanas pildvaras. Cambridge Analytica Facebook lieta tiek izmeklēta uh, gan IKA, gan arī uh, Lielbritānijā, tāpēc ka šī lieta uh, tika atklāta Lielbritānijā. Uh, the other DPA concerned authorities. The ICO would draft a decision and share Iestādē vajadzētu pieņemt šo lēmumu un vajadzētu nodot um, šo lēmumu citām datojas, citiem datu aizsardzības birojiem. Un uh, mm, varētu uzlikt uh, sodus, uh, kas uh, ir paredzēti datu aizsardzības regulā. Bet tā kā šī lieta tika atklāta pirms regulas stāšanās spēkā, tad uh, ICO ir arī izmeklējošā iestādē, un tā būs arī iestāde, kas sagatavos ziņojumu. Taču mēs saņemam visu vajadzīgo informāciju, un mēs sadarbojamies ar informācijas komisāru ofisu Lielbritānijā. Mēs gaidam arī, ka rezultāti tiks publicēti jūnijā vai jūlijā, kad tiks sagatavots ziņojums. Uh, Kā jūs zināt, šīs regulas eh, sekas ir tādas, ka tiek noteikta atbildība. Uzņēmumiem ir jāievēro konkrēti noteikumi un jāuzņemas par tiem atbildību. Vispārējā datu aizsardzības regula eh, privātpersonām at, atjauno kontroli pār eh, to datiem. Protams, mēs nevaram atrisināt visas problēmas, taču mūsu rīcībā ir daudz spēcīgāki instrumenti nekā iepriekš. Datu aizsardzība nesākās 25. maijā. Datu aizsardzības direktīva tika pieņemta vairāk nekā pirms 20 gadiem. Un, ja jūs uh, pildījāt šo direktīvu, tad izpildīt regulu nebūtu nekādu preblēm, problēmu. Tad, tad, ja jūs izpildāt šo regulu, tad uh, tas uh, vienkārši norāda, ka jūs ievērojat likumu. Ja jūs investējat datu aizsardzībā jau iepriekš, tad jūs uzņematies atbildību kā uh, kontrolētāji, un jums nenāksies vairs investēt naudu reklāmas kampaņās, kur jūs atvainosieties un teiksiet, ka uh, jums ir žēl par to, kas noticis. Ar to, protams, nav gana. Mums jau ir vairāk nekā 30 pārobežu lietu, un mēs ļoti rūpīgi veiksim izmeklēšanu saskaņā ar vispārējās datu aizsardzības regulas um, noteikumiem un tajā paredzētajiem mehānismiem. Facebook uh, un Cambridge Analytica, manuprāt, ir tikai aizberga virsotne. Uz to jau norādīja arī citi. Uh, Mani patiešām uztrauc tas, ka ir bijuši šie atklājumi, un pēc tam Facebook atzīstas, ka tas ir dalījies ar lietotāju datiem. Šķiet, ka tas ir tāds kā puzlis, un mēs īsti nezinām, cik daudz gabaliņu šajā puzlī un cik daudz gabaliņu vēl mums nav mūsu rīcībā. Datu aizsardzība ir pamatiesības, un mēs vēlamies atbalstīt privātpersonas, kas eh, mēģina izmantot savas tiesības. Šos datus nedrīkst apstrādāt, ja eh, datu lietotājs nav sniedzis savu atļauju. Datu aizsardzība ir um, pārstāvēta tagad pilnīgi visur. Uh, Eh, Wall Street Journal tika publicēts raksts par to, kas notiktu, ja tiktu pieņemti līdzīgi tiesību akti kā vispārējā datu aizsardzības regula. Mm, tagad ASV tiek eh, veicināta izpratne par šiem jautājumiem, un um, iedzīvotājs tas eh, sāka ļoti interesēt. Eiropa šeit ir noteikusi um, vajadzīgo ātrumu, kā viss būtu jārisina. Uh, Ir skaidrs, ka izpratnē kļūst ar vien plašāka par datu aizsardzības jautājumiem. Tas ir eh, novērojams visur ASV. Lielas paldies! Tagad eh, dosim vārdu uzreiz eh, Polam Dehē, kas ir mm, mans minētās organizācijas priekšsēdētājs. Lielas paldies, ka devāt man iespēju uzrunāt tik. Uh, mm, interesantu auditoriju. Es eh, par Cambridge Analytica uzzināju kā vienkārši pilsonis. 2015. gada decembrī es izlasīju Harija Dēvisa rakstu Guardian avīzē, un tur bija norādīts, ka uh, Cambridge Analytica ir apstrādājusi simtiem um, tūkstošu amerikāņu datus. Es uzreiz redzēju, ka šeit ir potenciāls tam, lai mēs varētu organizēt uh, diskusijas par datu aizsardzības jautājumiem otrā Atlantijas okeāna pusē. Es neredzēju, ka Zigārdien publicētu kādus citus rakstus par šo jautājumu, un es nekavējoties sāku izmeklēšanu pats. Ātri vien savācu pierādījumus, kas bija ļoti uztraucoši. Ņemot vērā mm, to, kas notika Brexita ietveros un ASV vēlēšanās, šī lieta pieņēma arvien lielākus apmērus. Mēs redzējām, kā presē tas viss netika pietiekami labi apspoguļots. Lab Es eh, devos pie žurnālistiem ar eh, saviem um, pierādījumiem, un tā mm, Guardian līdz ar to varēja publicēt šos uh, datus. Dažu gadu laikā es uh, redzēju, kā Facebook izmantoja PR, lai atbrīvotos no šīm apsūdzībām, un tas itin labi viņiem izdevās līdz 2018. gada martam. Uh, Daži par šo periodu teica, ka eh, Facebook ir tas pats Cambridge Analytica, tikai ar labāku PR. Iespējams, ka šajā apgalvojumā ir zinām daļa taisnības. Tāpat kā Cambridge Analytica, arī Facebook izmanto tādas pašas metodes. Bet uh, par to mm, iepriekš nebija tik daudz zināms. Es uzskatu, ka vajadzētu nodrošināt caurdzamību no datu aizsardzības viedokļa. Šeit nav runa tikai par vienu datu subjektu. Kāda tad izskatītos šī caurdzamība no lejas uz augšu? Pašlaik e, šī situācija ir daudz sarešķītāka, bet tādam nevajadzētu būt. Galvenais ir mērķis ir tāds, lai privātpersona saprastu, kā šī ekosistēma veidojas. Tātad e, te ir runa par jautājumiem, uz kuriem tiesiski vajag saņemt atbildi, un šī atbilde arī ir jāsaņem. Uh, Pirmajā sesijā jūs uzklausījāt Davidu Kerolu, kur viņš eh, stāstīja par uh, sekām um, tiesprāvās Lielbritānijā. Attiecībā uz Facebook es 2016. Eh, gada decembrī sāku veikt izmeklēšanu par uh, piekļuvi. Es uh, jautāju Facebook par uh, saviem datiem un par uh, pikseļdatiem. Uh, Ar reklāmām drīkst piekļūt individu datiem, ja šie dati ir Facebook rīcībā. Tas nozīmē, ka uh, katrs var saņemt šādu informāciju. Facebook patvaļīgi, pilnīgi patvaļīgi ierobežoja šo instrumentu ar divu mēnešu termiņu, un tas uh, bija pilnīgi bezjēdzīgi, ņemot vērā notriekošās izmeklēšanas. Taču pat ar šo ierobežojošo aptvērumu bija šokējuši redzēt, ka uh, ir saraksti ar simtiem uh, reklāmu devēju, kas uh, izlikās, ka viņiem ir Facebook piekrišana. Mans otrs lūgums attiecās uz pikseļdatiem. Šeit vajadzētu iekļaut tās lapas, kas nav Facebook, uh, bet kas atrodas pilnīgi citur un kurām var izsekot. Tas arī var būt ļoti informatīvi, pat skatoties pagātnē, lai saprastu šo dinamiku vēlēšanu periodā. Pēc 18 mēnešiem es vēl ar vienu nesmu saņēmis šo sarakstu, bet um, šie mani pūliņi ir noveduši pie jautājuma Lielbritānijas parlamentā, un tāpat arī uh, divi jautājumi tika uzdoti Cukerbergam uh, kongresā. Facebookā amatpersonas sniegtās atbildes runā pretī atbildēm, ko es pats biju iepriekš saņēmis, un uz to norādījās vai senators Blumentāls uzdodot eh, tiešus rakstveidu jautājumus Markam Cupergam. Facebook reaģēja uz šo tiešo lūgumu, paziņojot par tādu neskaidru plānu, ka viņi ieviesīs eh, jaunu ietaisi um, clear history. Un Uh, īstenībā uh, tā neko daudz nedos, uh, kāda tā tiks ieviesta, un vēl arvien nav skaidrs, kad tas tiks darīts. Šī iespēja būs brīvprātīga, un te nebūs runa par obligātu caurredzamību, kas tika pieprasīta no Facebook jau pirms 18 mēnešiem. Sākumā šos lūgumus es izteicu izmantojot privātuma vairaugu, un uh, es iesaistīju arī neatkarīgu trešo pusi, ko sauc Trustī. E. Pēc kāda laika Facebook sazinājās ar Trustī e un saprata, kā atbrīvoties no manām sūdzībām jau pašā sākumā. Tad eh, man vajadzēja sākt sazināties ar īrijas datu aizsardzības komisāru, kurš nav veicis eh, nekādu proaktīvus, nekādus proaktīvus pasākumus, lai nodrošinātu manu tiesību izpildi. Es uzskatu, un arī ļoti daudz man piekrīt, ka īrijas datu ka Irijas datu aizsardzības komisāra birojs ir bijis vislielākais atbalstītājs tam, ka Facebook absolūti ignorē Eiropas datu aizsardzības datus. Tātad, vai tiešām Facebook ir Cambridge Analytica ar labāku PR, ar labākiem juristiem un labāku lobēšanu? Beigās, diemžēl, man ir jāsaka, ka es nevēlos panākt caurzmību tikai caurzmības dēļ. Es mēģinu labāk saprast, kā šīs sistēmas darbojas, un mēģinu izglītot citus digitālajos jautājumos. Esmu izveidojis bezpēļņas organizāciju personāldata.io, un mēs esam formulējuši stratēģiju attiecībās platformām. Es esmu sagatavojis šo stratēģiju un iesniedzis to kā rakstveida pierādījumu šai komitejai. Facebook dati ir paši svarīgākie, lai identificētu un atrisinātu viņu pašu radītās problēmas. Facebook pats varbūt nav nemaz tik būtisks. Facebook vai Marks Zukerbergs noteikti mums atvainosies un lūgs no mums vēl lielāku uzticību, mēģinot atrisināt šos jautājumus, kas saistās ar šiem datiem. Bet tas nozīmē, ka viņi sev nodrošinās vēl lielāku vāru pār informācijas ekosistēmu, ko viņi aktīvi piesārņo. Ļoti daudz no šiem datiem var izkopēt ārā no Facebook ar eh, pārnesamības tiesībām, un šeit var izveidot papildu pakāpojumus, kas radīs eh, vēl labāku līdzsvaru Facebook varai. Var Facebook eh, pixel datus, piemēram, varētu informē, importēt citās informācijas sistēmās. Un tas nozīmē, ka arī žurnālisti varētu tikt iesaistīti. Tas varētu uh, beigās izrādīties vēl sliktāk. Facebook varētu nodrošināt uh, selektīvu piekļuvi šiem datiem, lai mm, nodrošinātu novatoriskumu uz uh, savas platformas, kas nāktu par labu viņu uzņēmējdarbības mērķiem. Es uzskatu, ka šī pārnesamība ir kā iepriekšēja sadale. Šī pārnesamība pārdalītu novatoriskumu iespējas, uh, un izmainītu uh, varas līdzsvaru šajā ekosistēmā. Marks Cukenbergs mums nenodrošina šīs iespējas. Mēs nevaram piekļūt saviem datiem un nevaram izveidot uh, plašus pakāpojumus, kas ļautu atrisināt problēmas, par kurām viņš ir atbildīgs. Viņš mēģina pieturēties pie vecmodīga uzņēmējdarbības modeļa, un uh, viņam noteikti nevajadzētu uzticēties, kamēr viņš to turpinās darīt. Paldies! Paldies, un tagad Stīvs Satterfields Facebook uh, privātuma politikas un reklāmas politikas atbildīgais vadītājs lūdzu. Paldies priekšsēži un godamie deputāti, esmu pagodināts piedalīties šajā saneksmē. Man sauc Stīvs Satterfields, es esmu Facebook privātuma komandas vadītājs, es atbildu Facebookā par privātumu un datu aizsardzību attiecībā uz mūsu reklāmas produktiem un mūsu uh, aplikācija attīstības platforma sadarbojas ar mūsu inženieriem, lai risinātu datu aizsardzības problēmas, kamēr mēs attīstam savus pro produktus. Facebook attīst produkts, kas ļauj cilvēkiem visā pasaulē uzturēt kontaktu ar cilvēkiem, kas viņiem ir svarīgi. Un attīstības e, platforma palīdz ar e, citām tīmekļa vietnēm e, saglabāt kontakti aktīvā veidā, ņemot vērā arī datu aizsardzības likumdošanas prasības. Šodien mēs runājam par konkrētu incidentu attiecībā uz Facebook platformu. Tas, protams, attiec uz uh, to gadījumu, kad dr. Aleksandrs Kogans e, nosūtīja lietotāju informāciju Cambridge Analytica, un tūlīt es pastāstīšu arī, kā tas notika un kādas solis Facebook ir spērs, lai tas nenotiktu atkal. Bet es vēlos arī izmantot iespēju plapašanāt sarunu, lai runātu par Facebook dataizsardzības un privātumu praksēm plašāk, kopumā un eh, lai gādātu par mūsu saskanību ar dataizsardzības regulu. Es gribētu arī eh, kliedēt dažus eh, bieži sastopams pārpratums par Facebook nostāju un praksi šodien pārspriežamies jautājums ir lielā mērā saistīts ar uzticību, un Cambridge Analytica datu nos, noplūda lielā mērā bija šīs uzticības, e, šo uzticību sadargājošs notikums. Mēs, e, mums būs aizīgs laiks, lai atgūtu uzticību, lietotāju uzticību, bet e, noteikti mums jāgūst panākumi šajos poliņos, un mēs tos arī gūsim. Sākšu runājot par Cambridge Analytica ar konstatējam, ka vislabākā informācija, kas mūsu rīcībā, norāda uz to, ka neviena Eiropas eh, lietotāja eh, dati netika eh, no dr. Kegan puses nosūtīta Cambridge Analytica. Pamats tam ir līgums un arī dr. Kogana liecība par šo jautājumu un mūsu iekšējā analīzes rezultāti. To visu apstiprina. Taču to pilnīgi nevarēsim apstiprināt, kamēr Cambridge um, krimināla tiesību, krimināla izmeklēšanas dati tiks eh, iegūti mūsu uzņēmumā. Tas, protams, ir būtisks konstatējums attiecībā uz Eiropas lietotāju datu nodošanu Cambridge Analytica, bet eh, jebkurā gadījumā mēs pilīsim turpmāk lielāks pūlīs, lai tādu gadījumu atkārtošanos nepieļautu. Ko tad mēs garāsimies dalīt? Pagājušā gadā mēs pielāgojam savus uh, Eh, politikas, lai proaktīvi gādātu par to, ja cilvēki prasītu vairāk nekā standarta data aizsardzības pasākums, ka viņiem šāds iespējas tik nodrošināts. Izmantojot aplikāciju, Šī aplikācija varēs tikai jūsu piekrišanu limitētām informācijām lūgt jūsu telefonu, numuru, e-pasta adresu un tam līdzīgi izņemot, ja jūs būsiet atļāvuši to pats aktīvi. Otrakārt, ja jūs aplikāciju nebūsiet trīs mēnešus izmantojis, tā vairs jūsu informācijā nevarēs piekļūt. Treškārt, saskaņā ar, ap, sakot no apriļa, Um, jūsu listē uh, publicētie dati uh, vairs netiks līdzdalīti tiem, kam jūs nesat atļaujuši tos līdzdalīt. Un visbeidzot, mēs izmeklējam katru aplikāciju, kas ir varējusi piekļūt plašai informācijai, pirms mēs izmainījām savas platformas uh, darbību 2014. gadā Eh, ja dati ir tikuši nopludināti, mēs šādas aplikācijas pilnībā eh, eh, nobloķēsim, kamēr lieta netiks pilnībā izmeklēta. Bet pirms mēs izdarījām izmaiņas savu attīstītāju platformu, mēs jau divus gadus izmeklējām visus savus pakalpojumus un to saskanību ar um, ehm, dataizsības regulu sagatavošanās eh, datarsardzības regula prasības izpildēji bija liels eh, darbs Facebook. Eh, simtiem cilvēku strādāja pie šī uzdevuma. Mēs ņēmām vērā arī re regulatoru viedokļus un lietotāju viedokļus. Minēšu dažus piemērus. Mēs vienkāršojam mūsu iestatījumus. Tagad tam var piekļūt visam vienā vietā. Uh, Mums ir arī jauns portāls radīts, lai cilvēki var savas tiesības īstenot eh, pār datu dzēšanu. Mums ir arī informācijas lejoplādes iespējas, kas tagad ir visiem, visā pasaulē mūsu lietotājiem pieejams. Mums ir arī uh, tagad lūgums visiem Eiropas lietotājiem sniegt savu informētu piekrišanu uh, datu uh, nodošanai par viņu profiliem. Uh, uh, sejas atpazīšanas dati, kā arī trešo pušu uh, atļauj trešām pusēm reklāmas publicēt. To visu var aizliegt lietotāji. Un treškārt mēs esam arī savus uh, datu aizsardzības politikas pielāgojuši lūdzot uh, cilvēkiem piekrist uh, privātum iestatījumiem, pirms viņi turpinās izmantot Facebook. Mūsu darbs eh, datu aizsardzības un privātuma jomā nebeidzās 25. maijā. Taisn otrādi, mēs esam turpinājuši attīstīt eh, tās komandas darbu, ko mēs esam sastādījuši eh, regulas sakarā. Viņi turpina darba un pie produktu privātuma tēmas. Uh, Mēs turpināsim darbu pie tā, lai lietotāji gūtu lielāku kontroli pār savu privātumu. Eh, arī Clear History būs jauns rīks, ko mēs piedāvāsim, ehm, kas ļaus jums dzēst informāciju, kas ir saistīta ar jūsu kontu, un eh, kad mēs eh, par to paziņojam, tas bija neskaidri. Eh, tas bija plaši, vispārīgi, eh, kādēļ, lai mēs saņemtu atgrieznisko saiti eh, no cilvēkiem visā pasaulē, kamēr mēs vēl strādājam pie šī jaunā rīka attīstīšanas. Un es gribu vēl divas lietas piebilst par to, kā šis pakalpojums darbojas un īpaši mūsu reklāma. Ko darām, ko nedarām? Pirmkārt, reklāma tātad skaidri vēlas pateikt, ka mūsu biznesa modelis ir balstīts uz reklāmu. Mūsu skatījumā tas ir vislabākais modelis, lai sasniegtu mūsu vīziju. Facebookā redzamās reklāmas ir mētiecīgas, personalizētas. Mūsu pētījumi parāda, šie cilvēki e, e, redzēs reklāmu, viņi grib redzēt reklāmu, kas viņus interesē. Un e, mūsu pakalpojumi ir tādi, lai ļaut arī uzņēmumiem sasniegt savus potenciālus klientus. Tas ir ļoti svarīgi īpaši maziem uzņēmumiem, kuriem ir ierobežota reklāmas budžeta. Reklāmu privātums kā tādi nav savstarpējā pretrunā jūs varat uh, saņemt reklāmas bez jūsu personas datu pārdošanas. Mēs arī gādājam par to, lai cilvēki varētu kontrolēt reklāmas saturu, ko viņi uh, redz. Mums ir arī tāds rīks, ko saucam ad preferences, kas ļauj cilvēkiem eh, kontrolēt uh, um, šo, šīs reklāmas, kuras viņiem tiek rādītas. Un cilvēki var uzdot arī jautājumu par to, kādēļ viņi redz kādu reklāmu, ko viņi redz Facebookā. Uh, Un visbeidzot, par jautājumu loku, kas nesen ir mums pienākuši par to, kā Facebook e, strādā ar ne Facebook datu, datiem un ēnu e, profilu, kā da, daži tie, tie e, sauc. Vēl skaidri sacīt, ka Facebook neveido tādu cilvēku profilus, kuriem nav Facebook kontu. Mums toties ir tādi pakalpojumi kā laika un šāra Eh, pogas un daudz citu uzņēmumu piedāvā līdzīgs pakalpojums kā mēs šajā ziņā. Ja jūs izmantojat aplikāciju vai tīmekļu vietni, kas izmanto mūsu uh, eh, pakalpojums, mēs šo informāciju saņemsim. Arī jūs esat izreģistrējies, un tas ir tādēļ, ka šī mājaslapa nezina, vai jūs esat Facebook lietotājs vai nē. Mēs to darām, lai apmainītos ar cilvēku kiem ar info, eh, lai iegūtu informāciju par to, kādu cilvēku informāciju meklē, uh, šo informāciju izmantojam, bet ne veidojam neviena cilvēka ēnu profils, tā vienkārši nav. Data privātums ir mūsu uh, darbības centrā, kā mūsu uh, CEO uh, Marks Zuckerbergs ir sacījis, ja mēs nevaram kontrolēt cilvēku datus, mēs neesam cienīgi tos pārvaldīt. Mūsu attīstītāju platforma arī tiek pastāvīgi pielāgot. Pēdējo pāris gadu gaitā datu aizsardzības regula ir likusi mums pārskatīt visu to, kā mēs strādājam ar personas datiem visos mūsu pakalpojumos. Mēs ceram, ka varēsim savu praksi turpināt uzlabot, arī atzīstam, ka ir vēl uzlabošanas darbs veicams. Paldies par iespēju vēlreiz uzstāties šeit, un es ar prieku atbildēšu jūs jautājumus. Paldies! Tagad arī tūlīt būs jautājuma atbilžu laiks. Viens, viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji. Eh, saraksts ir organizēts eh, saskaņā Dhonta principu. Viens deputāts uzdos divus jautājumus, par to tika panākt vienošanās pirms sanāksmes, jo viens deputāts nevarēja ierasties. Un šeit grupa aizstāja grupu. Tas ir vienīgās izmaiņas sarakstā, par kurām bija panākt vienošanās pirms sanāksmes, citādāk viss ir saskaņots ar grupām. Sāksim ar juridiskās komitejas vicepriekšēdu Madidovo viena minūte. Paldies. Man ir jautājums um, Satterfielda kungam. Jūs sniedzāt informāciju par to, ko Facebook pat labam dara, lai aizsargātu lietotāju datus, un jūs uh, runājāt par Eiropiešiem. Vai jūs šo pašu politiku piemērojat arī citu kontinentu pilsoņiem? vai tā ir politika tieši ES pilsoņiem. Un apakai skatoties, kādus soļus jūs būtu varējuši spērt, lai varētu ļaut vieglāk uh, aizsargāt uh, savas tiesības lietotājiem, kur uh, tiesības ir pārkāpts, uh, un um, kādu lomu šeit spēlē lietotāja jurisdikcija? Paldies par jautājumiem. Jūsu pirmais jautājums bija, vai mēs sniedzam tādu pašu aizsardzību uh, e Eiropā un pārējā pasaulē? Atbildi ir jā. Mēs to pašu, uh, tos pašus iestatījumus un kontrolas iespējas sniedzam jebkuram cilvēkam, ja, lai kur viņš dzīvot pasaulē. Facebook īrijā atbild par Facebook Eiropā, bet uh, ārpus Eiropas ir citi atbildīgie. Mēs zinām, ka uh, Vispārēji datu aizsardzības regula ir Eiropas likumdošanas akts, bet mēs arī ņemam vērā, ka ir ārpus ES eh, valstis, kurām ir savu datu aizsardzības likumdošanu, kurām ir savu eh, vēsturu un eh, mēs arī to izpildām. Jūsu otrais jautājums bija par to, ko Facebook dara Eh, lai atgrieznisko skaikni sniegt eh, cilvēkiem. Eh, tas ir mūsu darbības pamatā īstenībā. Mēs pastāvīgi uztaram kontaktu ar ekspertiem, likumdevējiem, privātuma advokātiem vai tiesību aizstāvjiem, un mēs viņu bažas ņemam vērā, attīstot savus produktus. Otrs jautājums ir no manis kā Libe komitejas vadītāja pirms dažām dienām. Uh, arī Satterfield kungam. New York Times ziņoja, ka Facebook e, sniedza e, ierīču e, ražotājiem e, daudz e, dziļas ieskats datu e, e, lietotāju datos, vai joprojām šāda praksa turpinās, un tad kādēļ? Otrkārt, Cambridge Analytica vai saņēma datus no Facebook rezultātā um, Eh, par noteiktiem lietotājiem tieši. Eh, ka, un eh, treškārt, ehm, Cambridge Analytica izmantoto datu vai darbību ietekme uz Facebook rīcību, kāda bija? Paldies par jūsu jautājumiem. Pirmais bija par New York Times ziņu pirms dažām nedēļām par mūsu partnerībām ar ierīču ražotājiem, operētāju sistēmu ražotājiem. E, to mēs darām daļai, lai nodrošinātu Facebookam līdzīgs pakalpojums arī citur. Tātad jums ir jāņem vērā kurā laikā šīs partnerības tika uzsāktas. Tas bija ap 2008. un 2010. gadu, kad mobilā ekosistēma bija pavisam savādāka nekā tagad. Tagad Google Android vai Apple iOS sistēmas e, tiek izmantotas, Facebook aplikācija tiek e, lejuplādēta no aplikācija e, veikala un jūs varat uzreiz to izmantot. Tā tas nebija vienmēr. Ap 2010. gadu bija daudz dažādu ierīču un operētāju sistēmu BlackBerry Palm, Symbian operētāja sistēma, kas darbojās uz Nokijas telefoniem un daudz dažādu veidu, kā tiešsaitē iet no telefona. Facebook vēl bija diezgan jauns uzņēmums, un mēs nevarējām Facebook aplikācijas izveidot visām šīm dažādām ierīcēm un operētāju sistēmām. Tad mēs sadarbojamies ar citiem uzņēmumiem, lai palīdzētu viņiem uh, Facebook uh, pakalpojums vai tam līdzīgs pakalpojums nodrošināt saviem lietotājiem. Jautājums bija laikam tāds, cik lielā mērā šīs partnerības ir turpinājušās. Gada sākumā ap 55 vai 60 šādas partnerības bija eh, spēkā. Mēs skaitu samazinām, kā mēs arī aprīlī paziņojām, jo iOS un Android ir kļuvuši par eh, dominējušiem veidiem, kā cilvēki izmanto Facebook mūsdienu. Uh, nās, un tagad, eh, kad pusi no tiem jau vairs nav spēkās, un mēs gandrīz visas eh, plānojam izbeigt līdz gada beigām. Nākamais jautājums, laikam, bija par Cambridge Analytica eh, reklāmām un vai reklāmas devējs saņem informāciju par cilvēkiem šajā satakarā. Vēlreiz mūsu rīcībā esošā informācija liecina par to, ka Cambridge Analytica nesaņēma Eiropiešu informāciju. Cambridge Analytica ir reklāmas uzņēmums, un ja viņi uh, uh, ievieto reklāmas Facebookā, uh, tad viņi saņems ziņas par to, cik cilvēki ir klikšķinājuši uz reklāmām uh, vispārējo uh, demogrāfisko šķērsgrizumu par šiem cilvēkiem, uh, uh, tas viss var tikt izmantots uh, rēķinu un citiem mērķiem. Un pēdējais jautājums laikam bija par to, eh, kuros saitos Cambridge Analytica ir ievietojis reklāmas. Viņi varēja eh, Facebook, Instagram un eh, citur šīs reklāmas ievietot. Jūs mazliet pārāk ilgi atbildējāt, bet labi, tie bija mani jautājumi. Nākamā Roberta Mecola, viena minūte no ETP un Libes. Paldies! teikšu, ko nepopulāri esmu Facebook fana, un es ticu, ka tas var būt spēks labam. Es esmu no valsts, kur uh, iedzīvotāji plašs vairākums regulāri izmanto Facebook, bet uh, Facebookam ir arī savu vājumu uh, jau no paša sākuma. Un Satterfield kungs mūsu Facebook platformā ir šie uh, trūkumi e, jālabo. Mēs zinām, ka e, uzņem kā Facebook, Analytica, Cambridge Analytica e, un Brexit kampaņas sakarā ir bijuši datu noplūdes. Mēs zinām, ka no Maltas un miljoniem citējas pilsoņu dati ir tikuši ne. Uh, uh, nelikumīgi nopludināti. Kā mēs varam būt pārliecināti, ka tas neatkārtosies un ka cilvēku privāta informācija eh, tiks droši uzglabāta jūsu tiklā un kas tiek darīts, lai jaunus saitus, kas uh, Facebookam piedāvā datus, uh, tā tad, uh, lai viņi uh, ne tiktu Mm, pārpratumu pēc, ka viltus ziņu izplatītāji ehm, tā teikt apzīmogot. Tātad eh, par jūsu jautājumu. Mm, kā jau sacīju, mūsu informācija tāda, ka Facebook analītika nav saņēmusi Eiropas lietotāju datus, bet par jūsu otro jautājumu, ko mēs varam darīt, lai mūsu rīku uh, uh, um, negodprātīgu, nelikumīgu izmantošanu eh, vēlēšanu kampaņu sakarā eh, risināt. Kaplan kungs par to varēs pateikt cīkāk, bet eh, pirmkārt, jūs jau arī norādījāt, ka daudz mūsu rīku negodprātīgi izmantošanu veids cilvēki, kas uztur viltus kontus Facebookā, tātad Krievijas iejaukšanās, piemēram, ASV vēlēšanās, tas bija no viltus profiliem. Uh, Un mēs tātad eh, izvēršam tagad darbības, lai tas nevarētu turpmāk tik viegli notikt, un mums iet arvien eh, labāk ar to. Mēs izmantojam eh, mākslīgu intelektu un tam līdzīgi, lai vērstos pret vilts, vilts identitātēm Facebookā. Mēs esam blokējuši, bloķējam jau miljoniem vilts kontu ikdienu. Um, ehm, mēs arī vēršamies pret viltus eh, ziņu izplatīšanu. Neviens nevēlas viltus ziņas eh, Facebookā. Mēs noteikti nevēlamies, arī mūsu lietotāji nevēlas, tad mēs strādājam ar trešo pušu faktu pārbaudēm, un ja mēs redzam, ka ir ziņas, kas ir vildziņas, mēs eh, viņus attiecīgi reitingu piešķirot, piešķiram, un mēs arī traucējam ekonomiskās E, labums, ko e, nepieļaujam, ko var gūt no viltus ziņu izplatības. Šans. Tātad viltus konti, e, viltus ziņas, ar to, pret to vēršamies arī ar caurspīdīgumu, jo bieži viltus informāciju visveiksmīgāk var apkarot, pievēršot cilvēku uzmanību to, kas te notiek. View ads būs rīks, kas ļaus visas reklāmas um, identificēt, ko kāda lapuse nosūta uz citu lapusi. Tātad tie dažādi rīki, kurus mēs izmantojam, lai risinātu jūs pieminētos problēmas. Es biju pirmais, kas pārkāpa runāšanas laiku, bet centīsimies vien, eh, viens minūtes limitu ievērot, jo mums būs vēl cisa, eh, cita sesija atvainoties pats pirmais pārkāpa atvēlētu runāšanas laiku. Nākamajai Birgit Zipel no S&D. Paldies, atkal jautājums Satlfiet kungam. Noteikumi attiecībā uz digitālo dzīvi. Tur tiek diezgan skaidri teikts, ka datu, uh, dati var tikt nosūtīti citām pusēm. Tātad Facebook uh, apzināti noslēdza uh, līgumu ar aplikācijas izstrādātāju, ka uh, ir šī te uh, iespēja nosūtīt datus trešajām pusēm. Kā jūs varat izskaidrot to, kā tas ir saskaņā ar uh, spēkā esošo uh, Eiropas Savienības likumdošanu, kas bija spēkā tajā laikā papildus? Kā jūs varat izskaidrot to, ka uh, Eh, ir pieņemama ne tikai eh, sūtīt eh, šī cilvēka datus, kas lieto šo aplikāciju, bet arī visu viņu draugu datus, kas nekad nepidēva piekrišanu šīs aplikācijas lietošanai. Un visbeidzot, reklāma ietekmē privātumu, jo tas ir iespējams, tas ir tas, ko mēs redzējām, ka uh, Eh, jūs individuāli var manipulēt ar šo datu starpniecībai, un tad ir saikne starp uh, reklāmu un uh, privātumu ietekmēšanu. Paldies, Tipels Kons, par šiem jautājumiem. Pirmkārt, jā. Privātuma politika Dr. Kogana aplikācijai prasīja piekrišanu, lai dalītos ar datiem ārpus aplikācijas. Es gribētu teikt, ka mūsu noteikumi ir spēkā eh, neskarot to, ko kāds attīstītājs var um, izpaust savu privātumu ietvaros, un mūsu politika skaidri noli, aizliedz to, ko Kogan kungs darīja ar datiem, nododot lietotāju datus Cambridge Analytica. Viņš pārkāpa mūsu politiku, uh, vairākas politikas, arī eh, politikas aizliedz datu pārdošanu un datu nodošanu, um, saņemot atliedzību par to, par draugu datiem. Toreiz, kad Kogana kunga aplikācija bija mūsu platformā, mēs ļāvām aplikāciju izstrādātājiem prasīt cilvēku piekrišanu, lai piekļūtu draugu datiem. Mēs uzskatām, ka uh, Tas uh, ir, uh, tā ir iespēja uh, ņemt draugus līdzi aplikācijās un paplašināt savus tīklus, bet pēc saņēmām um, atsauksmes no virknes cilvēku, ka mums vajadzētu nepieļaut šādu iespēju, un to mēs izdarījām 2014. gadā, kad mainījām mūsu platformu. Un nesen cilvēki teica, ka viņi uh, vēlētos, lai būtu vieglāk atjaunot savu draugu tīklu ārpus Facebooka, un tas ir jautājums, pie kā mēs turpināsim strādāt. Un visbeidzot par reklāmu, kas ietekmē privātumu, protams, ka tas ietekmē. Eh, katru reizi, kad jūs izmantojat personas datus, lai eh, arī kādam mērķim tas būtu, jums ir jādomā par privātumu. Mēs uzskatām, ka mēs darām daudz, lai būtu caurskatāmība, lai cilvēkiem būtu kontrola. Paldies, Dānis Daltons no EKR, Lībe un Emko. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, Satarpīda kungs, es arī uzdošu jums jautājumu. Mēs daudz šeit dzirdam par to, cik cilvēki ir nobežījušies par savu privātumu šeit Eiropā un ņemot vērā šī skandāla būtību, kas eh, runā par personas datu ļaunprātīgu izmantošanu. Es gribētu zināt, kā tas ir ietekmējis patērētāju datu, eh, tātad uz uzticību Facebookam kā tādam, kā ir mazinājušies jūsu ieņēmumi un cik eh, Eiropas lietotāji ir pametuši Facebook kopš šī skandāla. Man uzzinātu, man interesētu šie skaitļi, lūdzu. Mēs uh, publicējām skaitļus pirmā kvartāla noslēgumā, un tie ir arī skaitļi, ko var pateikt tagad, un tie bija ļoti pozitīvi skaitļi. Mēs, protams, turpināsim arī uh, sniegt ziņas par mūsu ieņēmumiem, par uh, lietotāju skaitu un drīzumā šie skaitļi atkal būs zināmi. Um, Aksel Voss. Aksels Voss no Tautas partijas Libe komiteja. Lūdzu, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pajautāt eh, Jelinekas kundzei kaut ko, bet eh, sākumā precizēšu, ka man ir sajūta tikai mirklīt, lai cilvēku uzliek austiņas, vai visi ir atraduši tūkojumu. Otrais kanāls turpina priekšsēdētājs. Jā, man ir sajūta, turpina poskungs, ka patiesībā datu pamatregulas apiešanu nevar izlīdzināt ar vēl vairāk likumiem. Es domāju, ka kontrole vienkārši ir jāpalielina. Es visā citādi nezinu, kā tas uh, lai darbojas, jo uh, krimināla likumajam arī nav nekāds jēgas, ja tiek teikts nezodz, un tad tas uh, nedarbojas, un tad tiek teikts, ja nu vairāk likums vajag, nē. Mans jautājums Jeleneks kundzei, vai Eiropas datu aizsardzības kolēģija kādreiz šo jautājumu ir skatījusi, un kādi ir rezultāti, ja jūs esat skatījuši šo jautājumu, kādi uh, būtu uh, tie veidi, kā kontrols iespējas nākotnē varētu uzlabot. Danke, Herr Paldies, deputāta kungs, par šo jautājumu. Eiropas datu aizsardzības kolēģija jau vienreiz tikās, tas bija 25. maijā, nākamā sanāksme. Jā, kolēģija eh, tikai darbojas kopš 25. māja, un nākamā sanāksme ir 4. un 5. jūlijā. Protams, mēs jau pirms tam 29. panta grupā uh, dažādas jomas esam uh, apsprieduši, arī kontrols jomas, katrs tātad savā nacionālajā teritorijā, bet arī kopienas darbu, kopīgo darbu ar šo te Eiropas Savienības institūciju, bet tā sāk darboties tikai 25. maijā, un tātad mēs turpmāk, protams, turpināsim skatīt jautājums, kāda kontrola tiek veikta ne tikai pēc fakta, bet arī uh, preventīvi, proaktīvi, un tagad mums ir 29 uh, uh, pārobežu lietas, kas ir uh, uh, saglabātas kopīgajā sistēmā, kas tiek šobrīd skatītas, bet neatkarīgi no uh, tiem gadījumiem, kas tiek skatīti pēc sūdzībām, mēs, protams, arī aktīvi darbosimies. Paldies, Ana Gomeša, sociāldemokrāti, Libe, lūdzu. Sāterfield kungam jautājums. Cambridge Analytica tas ir uzņēmums apvienotajā karalistē, kas strādā pie vēlēšanām, iejaucās vēlēšanās Karību jūras valstīs un dažkārt pat izmantojot privātos datus par opozīciju partiju līderiem. Sankīts un nevisā tā bija. Vai jums ir informācija par to, um, vai tie bija dati, kas tika iegūti ar Facebook starpniecību? Uh, Un tad pavisam nesen vēstulē no 13. jūnija globālās privātuma nevalstiskās organizācijas pieprasījums bija piekļūt ārējiem auditam. Mēs nesam dzirdējuši nekādu atbildi no Facebook, vai jūs pieļausiet jūsu datas prakšu ārējo auditu, jeb revīziju, un ja nē, tad paskaidrot lūdzu, kāpēc jūs minējāt šo te Um, auditu, kas tika pieļauts apvienotajā karalistā, kāpēc šajā konkrētajā gadījumā? Paldies! You Paldies par jūsu jautājumiem, Gomešas kundze. Runājot par SCL praksi Sanskitsā un nevisā, es nezinu, kādas varētu būt bijušas šīs prakses. Skaidrs, ka šeit uh, tas, par ko jūs runājat, ir satraucoši, bet es nezinu šos apvainojus un nevaru par to izteikties. Tagad par ārējo auditu, jeb ja revīziju. Es eh, gribu teikt, ka mēs regulāri veicam šādas revīzijas. Eh, gan ASV, gan īrijas datu aizsardzības iestāde mūs divas, trīs reizes ir uh, Uh, veikuši šādu revīziju, un arī īrijas dataizsardzības komisārs. Mēs uh, ļoti cieši turpināsim sadarboties ar Eiropas dataizsardzības komisāru. Es zinu, ka viņi ļoti rūpīgi pēta mūsu praksi attiecībā, uh, jo īpaši tagad uz spēkā esošo dataizsardzības pamatregulu. Un mēs sagaidām, ka tikpat uh, rūpīgi būs šī izpēte, arī kā tas ir ASV, un mēs uh, ļaujam veikt šādu auditu. Un tagad Sofija Intvelde, Libe Alde. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ļoti interesanti uzklausīt Facebook, bet es domāju, ka te ir nedaudz dīvaini šeit sēdēt un jautāt, eh, vai viņiem tomēr negribētos tomēr tā kā ievērot likumus. Man ļoti uh, Eh, aizkustina jūsu apņemšanās eh, ievērot privātumu, bet es vispār gribētu, lai jūs ievērojat eh, likums un lai arī cienāt iestādes, kuru mērķis ir to nodrošināt. Uh, Un kāpēc bija tik ilgs laiks, eh, kas bija jānogaida pirms datu aizsardzības iestādes sāka rīkoties? Un man ir arī prieks dzirdēt, ka jūs tagad rīkosieties proaktīvā veidā. Bet tāpat kā Roberta Metzola, es piekrītu, ka uh, Facebookam ir ļoti pozitīva puse, tāpēc nevajag visu uzreiz šeit atmest. Bet uh, jūsu uh, jums pretī stājas tāds milzīgs spēks, un uh, vai jums ir kapacitāte vai datu aizsardzības iestādes ir pielāgojušās jaunajā situācijā, ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu, ka kaut kas tāds nenotiek atkal, un šajos ne, retajos gadījumos, kad izrādās, ka Facebook uh, tik augstu tomēr nevērtē privātumu, kā uh, mums saka, uh, ka jūs būsiet, kas mums garantēs, ka jūs būsiet tie, kas aizsargās mūsu tiesības. Uh, ja jūsu daudzlīmeņu jautājums ir vērsts uh, tikai vienam cilvēkam, izvēlieties, kuram Jarnieks kundze. Jā, paldies uh, deputāti par šo jautājumu. Visas valdības uh, pirms datu aizsardzības pamatregulas uh, stāšanās spēkā attiecīgās datu aizsardzības iestādes uh, ir palielinājušas uh, personālu šīm iestādēm. Ir skaidrs, ka ne visas datu aizsardzības iestādes ir saņēmušas pietiekam papildu personālu Un tomēr šobrīd mēs tieši uh, uzsākam iedarbināt mehānismu, kuru mums uh, piedāvā datu iesardzības pamatregula, un tā ir šī te konsekvences uh, lieta, kon konsekvences mehānisms, proti, ka mums ir viena vadošā iestāde, kura tad uh, sastāda projektu, un visas citas skartās iestādes uh, saņem iespēju ne tikai uh, spriest līdzi, bet um, papildināt uh, paust bāžas, un ja tas netiek ņemts vērā, tad uh, tas tiek skatīts datu aizsardzības kolēģijā, un tad mums ir iespēja pieņemt lēmumu. Šīs iespējas līdz šim nebija. Šī te pārobežu sadarbība, balstoties uz uh, regulu, ir iespējama tikai tagad. Um, pirms tam bija 29. panta uh, darba grupa, kam bija konsultējoša uh, daba, Un uh, pirms datu aizsardzības pamatregula stāšanās spēkā šī grupa jau pieņēma daudzas vadlīnijas uh, attiecībā uz šo regulu. Un uh, no otras puses jau gadu desmitiem mēs strādājam pie atzinumiem un konsultējam gan komisiju, gan valdības, bet saistošus lēmumus mēs varam pieņemt tikai tagad. Un vēl viena lieta ir skaidra. Uh, Mēs, protams, ļoti rūpīgi pētām, un mēs nevaram pirmajā dienā jau nākt klājā ar pirmiem sodiem. Mēs eh, strādājam ar eh, tiesiskām procedūrām, un ir svarīgi tās arī ievērot, lai eh, būtu arī šāds tiesību aizsargojošs mehānisms Eiropā, un to šo iespēju dod mums tieši datu aizsardzības pamatregula. Dodiet tā iespēju! Karlos. Paldies, Karlos Koeljo no ETP Libe komiteja. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums arī ir Satelfīda kungam. Uh, ir um, vairāk Eiropas lietotāju Facebook nekā Amerikas lietotāju. Zukerbergungs paziņoja, ka GDPR uh, ir iedvesmojošs likumdošanas akts, kam sekot visā pasaulē, bet praksē viņš ir izlēmis lielāko daļu lietotāju pārvietot uz ASV datu aizsardzības režīmu. Kāpēc tas tika izdarīts? Kādas ir sekas uh, tam jūsuprāt? Un, uh, Eiropas pilsoņiem, kā jūs varat eh, garantēt to, ka ievērojat GDPR? Lielas paldies! Paldies par šo jautājumu. Atkal gribētu uzsvērt, eh, ka tās pašas eh, kontrols un tie paši nost, uzstādījumi ir spēkā gan Eiropā, gan citur. Tie ir uzstādījumi, kurus mēs izstrādājam saistībā ar GDPR un esam tos tagad piemērojuši visā pasaulē. Uh, Jūsu otrs jautājums, ja nemaldos, bija par to, kādas garantijas mēs varam sniegt Eiropas lietotājiem, ka mēs ievērosim likumu. Esmu šeit, lai teiktu, ka mēs ievērojam GDPR un divus gadus pavadījām, lai to panāktu. Bet es zinu, ka jūs negribat vienkārši to no manis dzirdēt, bet jūs gribat to redzēt. Un um, man ir uh, jāsaka, ka mēs, mums ir jāparāda, ka mēs eh, veidojam šos instrumentus, kas ir vajadzīgi um, ievērošanai, likuma ievērošanai, tātad pieeja un datu pārnesamība arī ir svarīga aspekta. Nu, mēs esam daudz darījuši, lai nodrošinātu šīs um, tiesības visā pasaulē, un mēs izveidojam šo te instrumentu. Um, pieejai savai informācijai, tā ir vieta, kur jūs varat uh, lejupielādēt savu uh, informāciju un platforma arī ir pārnesamības instruments. Mums ir uh, ierobežota informācija, ko jūs varat izņemt no platformas, uh, um, uh, daļēji atsaucoties uz Cambridge Analytica uh, skandālu, bet uh, Jums ir iespēja tātad izvēlēt, izņemt savu informāciju no platformas un uh, kā mēs parādīsim to, ka mēs ievērojam šos likumus, uh, tas mums būs jādara ar saviem darbiem, ne tik daudz ar vārdiem. Paldies! Es saprotu, ka ir uh, atkal Madija Delvo kundze, kura jautās kolēģis vārdā. Man ir jautājums Jelineks kundzei Jūs minējāt, ka jums ir 29 pārobežu lietas, kas, eh, manuprāt, ir diezgan daudz. Tātad eh, izmeklēšanās jums ir jāpaļaujas uz eh, datāsardzības iestādēm, jeb DPA, un es gribētu uzzināt, kā notiek šī sadarbība, ne tikai par to, vai ir pietiekami cilvēku resursi, bet arī kāda ir šī pamatnostāja attieksme, paturot prātā to, ko um, Deheikungs tikko teica. Uh, apsūdzot eh, datu aizsardzības iestādi, ka tā nav bijusi īpaši eh, draudzīga um, attiecībā uz privātuma aizsardzību. Kā jūs varat eh, tikt galā ar šīm te atšķirīgajām pozīcijām starp datu aizsardzības iestādēm? Man ir otrs jautājums, ja drīkstu. Vai jūs uh, Tātad vai e-privātuma regula arī ir EDPB e e, kompetencē? Paldies par jautājumu. Runājot par atšķirīgajām nostājām datu aizsardzības iestādēs, ir svarīgi uzsvērt, ka tieši tas ir viens no būtiskākajiem punktiem, proti konverģenci panākt, saskaņotību lai kolēģiem būtu saskaņots viedoklis. Tas ir viens no mūsu būtiskākajiem uzdevumiem - pārvarēt viedokļu atšķirības, panākt pie vienotas nostājas un vienotu lēmumu. Un šis vienotais lēmums tiks pieņemts uh, vai nu vienbalsīgi, labākajā gadījumā, vai arī, ja tas nav iespējams, tad ar divu trešdaļu balsu vairākumu. Un, ja divreiz netiek uh, panākts lēmums šādā veidā, tad ar vienkāršu vairākumu tiks uh, pieņemts lēmums. Un, ja balsojums ir pusi uz pusi, tad priekšsēdētājs izlēmi. Tāda ir tie pamatnoteikumi, kas ir noteikti datu aizsardzības pamatregulā. Un tomēr man svarīgi šķiet uh, konstatēt, ka nekai ne tikai ār, agrāk, bet arī šobrīd mēs ļoti cieši sadarbojamies datu aizsardzības iestāžu starpā un esam uh, pieņēmusi ne tikai atzinums, bet arī vadlīnijas, kuras datu aizsardzības kolēģija tagad apstiprināja un kas ir saistīta ar datu aizsardzības pamatregulu. Es pilnībā uzticos visiem kolēģiem, ka viņi uh, ņems vērā, pilnībā ievēros visu, kas ir paredzēts GDPR regulā, un mēs visi esam uh, kopīgi atbildīgi par vienotu uh, tiesību piemērošanu Eiropā, un tas ir mūsu svarīgs uzdevums. Jānis Albrechts, uh, Zaļie un Libe. Paldies! Lielas paldies arī Saterfelda kungam! Jūs eh, sakāt, ka jūs eh, ievērojat konkrētās eh, valsts likumus, kurā jūs darbojaties. Es, protams, varu iedomāties, ka aiz tā visas lēpjas arī dažādas ētikas normas. Iespējams, ka mm, pastāv atšķirības starp ķīniešiem un eiropiešiem, kas pieņem privātuma likumus. Bet, nu labi, jūs sakāt, ka jūs ievērojat likumus. Eiropas Savienībā ir jau ļoti daudz spriedumu attiecībā uz WhatsApp un Facebook datu izmantošanu. Uh, Es eh, vēl ar vienu nezinu pēc jūsu atbildžu uzklausīšanas, eh, uz kādiem tiesiskiem pamatiem jūs balstāties. Ja šeit tiek pieminētas leģitīmas intereses, tad es eh, gribētu zināt, kā jūs izvērtējat leģitīmās intereses, kādi testi tiek piemēroti un kā jūs definējat šīs leģitīmās intereses jūsu apstrādē. Jūs arī pieminējāt, ka jūs apstrādājat datus no mājaslapām, pat ja cilvēki neizmanto lietotni, vai ir kāds identifikators, kas ļauj noteikt, kādi datu kopumi tiek apstrādāti. Paldies, Albrehta kungs, par tiesisko pamatu datu apstrādēji mūsu lietotnēs. Mēs mūsu datu politikā to esam ļoti skaidri pateikuši. Šeit parādās, kāds tiesiskais pamats tiek izmantots. Mēs ņemam vērā tātad leģitīmās intereses un balstāmies uz līgumu, kāds ir noslēgts ar cilvēkiem. Mēs uzskatām, ka leģitīmās intereses tiek noteiktas likumā, tad mēs pētām, kādas tiesības piemīt konkrētajam individam. Un ir arī ļoti daudz leģitīmu interešu, tad, kad tiek apstrādāti dati mūsu lietotnēs. Drošības nodrošināšana ir viena no šīm interesēm mēs eh, izmantojam eh, Facebook datus, lai mēs varētu identificēt eh, šos sliktos spēlētājus. Mēs nevēlamies, lai šie ļaundari kaut kādā veidā slikti ietekmētu mūsu pakāpojumus. Mēs vēlamies uzlabot mūsu um, produktus, mēs izmantojam šos datus iekšējiem mērķiem, izvēramies no spāma un kaitējuma mūsu pakāpojumiem. Uh, Jūs runājāt par nelietotā datu apstrādi un vai šeit tiek izmantoti kādi identifikātori. Tad, kad eh, kāda trešā puse izmanto Facebook uzņēmējdarbības rīku, teiksim, podziņu patīk vai Cambridge Analytica dati vai kā tālāk, mēs uh, iegūstam standartizētu informāciju, tāpat kā jebkurš cits uzņēmums. Tātad te ir runa par IP adresi, te ir runa par sīkdatnēm, kas ir iepriekš izmantotas eh, konkrētajā mobilajā ierīcē, tātad mēs varam identificēt šo ierīci. Visa šī informācija ir vajadzīga, lai mēs nodrošinātu pamatpakāpojumu. Mums eh, ir jāzina, kur tieši šī laikpodziņa ir jānosūta atpakaļ internetā, tieši tāpēc mums ir vajadzīga IP adrese. Protams, ir šādi identifikātori, taču mērķi, kāpēc mēs izmantojam šos lietotāju datus, ir ļoti ierobežoti. Tā ir drošība, tad, lai mēs varētu nodrošināt analītiskos datus, kas savukārt ļauj labāk izmantot mūsu pakāpojumus. Paldies, Vosakungs! Jūs esat nākamais. Pārāk nesapriecājieties. Ir jāizmanto dehonta saraksts. Vosa kungs, tautas partija, Libi komiteja. Tātad šis būs jautājums Saterfilda kungam, bet es pāriešu uz vācu valodu. Es eh, domāju, ka šis eh, jautājums jau ir parādījies vismaz eh, divas reizes. Te ir runa par viltu ziņām un par to izplatīšanu. Bet uh, Tā kā ir jau sniegtas šādas tādas atbildes uz šo jautājumu, es gribētu precizēt, kas nākotnē būtu jādara un ko mēs varētu uzlabot, lai šādas lietas vairs neatkārtotos. Domāju, ka mums ir vajadzīga visnotaļ skaidrā izpratnē par mm, trūkumiem un iespējām. Mēs vēlētos saprast, ko mums vajadzētu darīt, lai mēs e, varētu nodrošināt kontroli pār šiem jautājumiem. Paldies par jautājumu! Es jau iepriekš pastāstīju, ko mēs šeit esam iesākuši, lai cīnītos pret viltu ziņā, bet saprotu, ka jūsu jautājums ir vispārīgāks. Ko mēs kā sabiedrība varētu darīt, lai uh, tas, ko neviens nevēlas redzēt internetā, tur arī neparādītos? Mēs vēlamies nodrošināt uh, vairāk izglītības, kā atpazīt viltus ziņas, kā kritiski izvērtēt ziņu avotus. Un uh, viena no lietām, ko Facebook dara, mēs mēģinām rādīt uh, vairāk ziņu no uzticamiem avotiem un no vietējiem avotiem, taču vien paši mēs to nevaram izdarīt. Ir jāpanāk, lai cilvēki būtu kritiskāki un labāk uh, lietotu ziņas. Šeit var iesaistīties arī valdības un NVO. Protams, ka tas prasīs ļoti daudz uh, pūliņu un vajadzēs iesaistīt daudzas organizācijas. Taču, ja mēs izglītosim cilvēkus un ja cilvēki varēs um, kritiskāk uh, attiekties pret informāciju, kas ir atrodama tiešsaistē, tad arī šī problēma atrisināsies. Jozefs Savaidenholcers, sociāldemokrāti Libe. Es uz to jautājumu Ielinikas kundzei. Facebook uh, pirms vairākām nedēļām uzsāka lielu informācijas kampaņu. Uh, Uh, un uh, viņi ziņoja, ka viņi pieturēsies pie visār, vispārējās datu aizsardzības regulas. Vai tā tas tiešām ir, vai tā ir tikai reklāma? Un uh, tāpat, kādā veidā jūs varat uzraudzīt regulas īstenošanu dalībvalstīs, vai ir novēroti mm, problēmu gadījumi, vai tiek izplatīta parāk prakse? Un trešais kā jūs vēlaties stiprināt uh, patērētāju tiesības un kā tiks izmantotas uh, iespējas uh, nodrošināt apelāciju? Paldies par jautājumu. Sākšu ar pēdējo. Tātad par kolektīvajām sūdzībām. Austrijā šī iespēja parlamentā netiek izmantota. Citās valstīs eh, tas tiek darīts. Protams, eh, pastāv iespēja arī bez eh, īpašas iesaistes nodrošināt šo iespēju. Nākamais par paraugu praksi. Vispārējā datu aizsardzības regula tagad darbojas četras nedēļas. Mēs esam konstatējuši, ka sadarbības ar piestādēm ir ļoti laba. Mums ir uh, izveidot uh, pašiem savā veidlapa, lai mēs varētu nodrošināt uh, drošāku un labāku komunikāciju savā starpā. Par īstenošanu 28 valstīs. Viens ir skaidrs, vispārējā datu aizsardzības regula ir tieši piemērojama, un, protams, ka uh, tā ir izmantojama arī tādi, ja netiek pieņemti nekādi papildu likumi vai papildu pasākumi. Mēs redzam, ka vairumā no valstīm notiek arī eh, nacionālo datu aizsardzības likumu pielāgošana. Pirmais jautājums, uz kuru atbildēšu kā pēdējo, bija à, par reklāmu. Jā, Jā, protams, ir jau kaut ko tādu, kādu ko tādu redzēt, bet tas neko nedod, tā ir tikai propaganda. Es jau ievadā par to runāju. Būtu labāk vispirms investēt eh, datu aizsardzībā, nevis eh, pēc tam tērēt daudz naudas reklāmai, lai atvainotos. Un, protams, arī izmaksu ziņā tas būtu bijis izdevīgāk. Otrais. Protams, mēs eh, šos centienus arī uh, um, akceptējam, bet mēs nezinām, vai šie centieni tiešām dos rezultātus. To mēs redzēsim vēlāk. Es negribu tagad uh, pāragri izteikt secinājumus. Jūs, protams, ļoti labi visu zināt, to var lasīt arī plašsaziņas līdzekļos. Paldies tagad Barbara Spinelli, Goja grupā, Libe komiteja. Šī lietotāja kopiena ir eh, komerc izgudrojums, tas eh, neatbilst eh, personīgajām tiesībām, jeb daudzējādām tiesībām. Man ir divi jautājumi Dehēkungam. Kā indivīds var zināt, ka viņa tiesības tiek pārkāptas un viņa profils tiek ļaunprātīgi izmantots? Vispārējā datu aizsardzības regula pieļauj uh, kolektīvās sūdzības, kaut arī definīcija nav uh, iekļauta. Tas ir progress, jo individuālas sūdzības ir dārgas un pārāk sarešķītas. Tiesa ir uh, ierobežojusi mm, patērētājiem pieņem, pieejamās tiesības. Tur tiek runāts, ka uh, tikai uh, oriģinālais līgumslēdzējs ir uzskatāms par patērētāju. Varbūt tiesai vajadzētu mainīt savu judikatūru 80. pāns regulā ir gan skaidrs. Paldies! Paldies par jautājumu! Kā individīvi var, individu var um, saņemt šo informāciju? Šīs ekosistēmas īpatnība ir tāda, ka tā ir ļoti sarežģīta, tā ir patiešām grūti saprotama, un tā ir grūti saprotama arī uzņēmumiem, kas darbojas uh, šajā jomā. Tieši tāpēc uzņēmumiem vajadzētu organizēt informācijas sesijas pārējiem uh, komercspēlētājiem. Man ir radies iespējas, ka ja jūs lūdzat no dažiem šiem uzņēmumiem informāciju, tad uh, viss šis darbs kā apkopot šo informāciju, jau ir daļai izdarīts. Dažu uh, spēlētāju interesēs ir uh, apkopot informāciju, bet problēma ir tāda, ka viņi nedarbojas jūsu labā. Un tāpat arī viņi slēpjas aiz nosaukuma apstrādātājs, nevis kontrolieris. To vajadzētu apstrīdēt. Savos raksveidu pierādījumos es jau esmu iekļāvis vairākas idejas, kā mēs varētu rīkoties. Un es arī ceru, ka mēs saņemsim spēcīgu atbalstu no datorsardzības iestādēm, lai to varētu paveikt. Otrais jautājums par 80. pāntu un kolektīvajām sūdzībām tā tālāk. Uzskatu, ka NVO un bezpēļņas organizācijām tagad ir problēma, jo ir grūti atrast šādas parauglietas, un to varētu itin viegli atrisināt. Uh, ja būtu labi pakāpojumi, ja cilvēki varētu organizēt savu informāciju un ja tirgus būtu organizēts tādā veidā, ka šie pakāpojumi varētu eksistēt un ka šie pakāpojumi tiešām būtu patērētā interesēs, tad šīs problēmas parādītos pašas. Un tad būtu eh, grūtāk tieši norādīt šiem individiem, kādi ir vislabākie instrumenti. Es uzskatu, ka mums vajadzētu paskatīties, kas notiks ar šo regulu. Mums vajadzētu būt radošiem šīs regulas piemērošanā, kā fiziskām personām. Uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz iespēju, kas absolūti vēl nav izmantotas. Paldies! EPP Lībe komitējā Jurokas, Jurovas kundze. Paldies, priekšādādāji! Es vēlētos uzdot jautājumu. Un es vēlētos šeit lūgt, lai jūs izvēlka tādā ārā kādus divus, trīs apgalvojumus no jūsu rakstveida liecības. Mans jautājums ir par bērniem. Situācija noteikti ļoti atšķiras. Es gribētu zināt, ko varētu darīt jūsu lietotāju labā, kas ir jaunāki par 18 gadiem. Mani uztrauc tas, ka mūsu bērni tiek ļaunprātīgi izmantoti. Vai jūs to apzināties un vai jūs esat konstatējuši šāda veida manipulācijas ar bērniem vai arī ar vecākiem cilvēkiem? Un šeit es nedomāju tikai šos vēlēšanu skandālus. Bērni izmanto Facebook un var izsekot, kuriem ir nodoti viņu dati, jo atverot viņu lietotāju kontu, uh, parādās dažādas reklāmas, tā tad jūs varat uzreiz redzēt, kur ir dabūjuši jūsu bērna datus. Vai mēs varam izsekot šos cilvēkus, kas zog jūsu datus tieši šāda paša iemesla dēļ, un tādējādi ar mums manipulē. Šeit es nerunāju par politisko manipulēšanu, bet par jebkāda cita veida manipulēšanu, ko mums vajadzētu tomēr cenzēt. Es domāju, ka uh, jūs lietotājiem tā ir problēma. Sorry. So the, the first easy. Are you asking two questions? Jūs uzdevāt divus jautājumus. I mean, I, I just can't really break the rules. It sounds... Nedrīkst pārkāpt noteikumus, varbūt tas izklausās birokrātiski. Jūs gribējāt sarakstu no viņa. 20 sekundēs atbildēšu. Can we be flexible? Vai mēs varam izturēties elastīgi? Jā, mēs varam. Okay. So... Tātad pirmais un vienkāršākais un lētākais ir nodrošināt piekļuves tiesības. Ir ārkārtīgi daudz žurnālistu, kuri ar prieku izmantot šīs piekļuves tiesības, lai ziņotu par digitālo ekonomiku. Bet ir vajadzīgs atbalsts no aizsardzības iestādēm. Ja šāds atbalsts būtu, tad viņi darīja šo darbu un viņiem alga ir samaksāta, te nav runa par resursiem. Tas būtu pirmais jautājums. Otrais par datiem. Te ir runa par uh, platformu un lietotņu saskarnēm. Tieši tas attiecas uz Cambridge Analytica, jo Facebook nekādā veidā nevar atsaistīties no Cambridge Analytica šajā stāstā. Būtu ļoti labi, ja žurnālisti varētu to visu izmeklēt. Satterfield kungs. Paldies par šiem jautājumiem. Es domāju, ka tie ir ārkārtīgi svarīgi. Tiek eh, runāts par nepilngadīgo datiem, kas tiek izmantoti dažādiem mērķiem, tas skaitā reklāmai, tad tas viss ir jāuztver ļoti nopietni. Protams, ka vispārējā datu aizsardzības regulā ir daudz kas runāts par eh, nepilngadīgo datu izmantošanu. Un, protams, šeit ir runa arī par vecumu, kad eh, cilvēks var dot savu piekrišanu. Mazāk uzmanības tiek pievērst tam, ka vispārējā datu aizsardzības regula pieprasa, lai jauniem cilvēkiem informācija tiktu sniegta tādā veidā, lai viņi to saprot. Šeit ir jāiegulda vairāk pūliņu, ir jāpalīdz jauniešiem saprast, ar kādiem riskiem tie var sastapties tiešsaistē, lai viņi saprastu, kā nodrošināt sev uh, drošību um, šajā vidē. Uh, Vajadzētu izglītot eh, cilvēkus, lai viņi kļūtu par kritiskiem tiešsaistes informācijas lietotājiem. Jūs eh, runājat šeit par um, rīkiem, ko varētu izmantot. Uzskatu, ka jaunos lietotājus varētu ļoti āgari sākt mācīt par to, kā uztvert ziņas. Šeit mums vajadzētu daudz ieguldīt, un uh, mēs noteikti arī darīsim to tālāk, un mēs ar to lepojamies. Labi, mums ir jāie Vēro mums atvēlētais laiks, mums ir jāpabeidz šīs panelis piecos. Nākamā Birgita Sipela, sociāldemokrāti ITRE komitejas vārdā. Paldies! Saterfilda kungs, pirms dažām minūtēm jūs apstiprinājāt, ka Facebook apzināti eh, eh, sadarbojās ar aplikāciju, kas eh, nosūtīja dats trešām pusēm, un tad jūs skaidrojat, ka ar Facebook viss bija kārtībā, bet trešā puse pārkāpa noteikumus. Tas ir vēl viens, eh, vēlreiz es vēlos sacīt, jūs apzināti eh, šī, šajās attiestībās stājat, un saskaņā reiz likumdošana jūs esat datu eh, pārvaldnieks, tātad jums ir tiesības gādāt par datu drošību. Kā jūs varat skaidrot, ar, kā jūs varat pamatot to, apgalvojumu, ka jūsu uh, rīcība toreiz bija saskanīga ar es uh, likumdošanu. Esmu pārliecināts, ka tā tas bija atbilde. Manuprāt, mēs pildījām ES uh, dataizsardzības likumdošanu, bet par šo jautājumu vēl būs daudz noteiktu un debašu. Tādēļ es šeit sēžu, lai apstiprinātu, ka, manuprāt, mēs likuma prasības izpildījām. Atvainojiet, saka jautātāji, te nav jautājums par uh, E, ticēšanu, mēs runājam par reliģiju. Vai jūs varētu kaut konkrēti pamatojumi e, minēt tam, ka e, taču jūs bijāt datu pārvaldnieks un jums bija jāgādā par datu drošību? Atbildi. Tātad E, mūsu attiecībās ar Cambridge Analytica mēs būtu varējuši rīkoties daudz labāk. Vajadzēja cilvēks plašāk informēt, un mēs noskaidrojam, ka dr. Skogans e, nepamatot nosūtīja datus Cambridge Analytica, mēs pārkāpām to cilvēku uzticību, kuriem mēs kalpojam ikdienas, tādēļ mēs tagad rīkojamies savādāk. Es vēlos tikai norādīt, ka papildu jautājumi īstenībā nav atļauti, bet nu ir jau garlaicīgi un eh, pārāk stīvi, ja tas pilnīgi tiek aizliegts. Nu, cilvēku dabā ir ļauts arī pārjautāt. Nākamais ir Marko Zulo, FTD grupas pārstāvs. Lūdzu. Paldies. Mēs šodien uh, runājam par Facebook, kas lielā mērā ietekmē mūsu sabiedrības modeli. Ja vēlamies lietotājs labāk aizsargāt, tad mums ir Facebook darbības modelis uh, jā, jāapšauba vai jādrīkst to apšaubīt. Facebook apgalvo, ka viņi ir daudz darījuši, lai lietotājiem sniegtu uh, labāku kontroli pār saviem datiem un to izmantošanu, taču mēs joprojām runājam par slēgtu sistēmu. Uh, un datu aizsardzības uh, pārs, aizstāvs arī norādīja uz datu pārnesamību. Tas nozīmē, ka datu sistēma tiek atvērta, vai šī sistēmas atvērtība, e, vai šajā datu atvērtības situācijā vispār var datu negodprātīgi izmantošanu nodrošināt? Atbildi. Jā, sistēma ir tikus atvērta, un tas var būt tikt izmantots labi vai slikti, var būt piekrišanas problēmas, uh, attiecībā uz datu pārnesamību, kuras būs ļoti grūti izsekot un apšaubīt eh, klienti, kas tīmekļa vietnē ievietos datus, eh, vēlas zināt, eh, kā dati, kuri tur ir ievietot, tiek izmantot, bet būs ļoti grūti nākotnē izsekot šīm problēmām. Un pārnesamība var tikt ļoti selektīvi izmantoti, lai dažus saņēmējiem, dažiem saņēmējiem sniegt priekšrocības. Tā tad tā ir jauna konkurences situācija, un dinamika ir atvērta, neatkarīgi no tā, ko jūs darīsiet. Tātad eh, te arī pavērs jaunas iespējas likumdevējam, caurspīdīgumam, un dataizsardzības uh, iestādēm, lai ekosistēma darbotos, lai gādātu par to. Minēšu konkrētu piemēru. Ir vairāk nekā 5000 uzņēmumu mārketingas tehnoloģijā, kas darbojas, daudzam no tam ir eh, profili Facebookā. Jūs varat jebkurā iet un prasīt savu profilu. Un, ja jūs redzēsiet šīs kategorijas, eh, būs ļoti grūti saprast, kur ir likumīgs pamats, kur nav, bet jūs šos datus varat pārvest, pārnest sistēmā, kas ir jūsu pusē, ja tikai noteikumi ļaus biznesa modelis dzīvot spējīgs darīt. Tad, tad vienkārši tas nebūs, bet iespējams būs šeit likums piemērot. Visbeidzot, Bārbara Kapela, ENF un ITRS vada. Paldies! priekšsēd, man ir jautājums Jelinikas kundzei. Jūs vadat Eiropas uh, datu aizsardzības uh, kolēģiju un jūs sacījāt, ka ir 29 pārrobežu lietas jau, jūs arī atbildat par datu aizsardzības pamatregulas piemērošana šādos gadījumos, un šeit jums ir milzīga iespēja arī noteikt globālu standartu. Jūs arī sacījāt, ka ASV jau ir gatava runāt par datu aizsardzības pamatregulu. Mēs jau šodien jau dzirdējam, ka Facebook esot apņēmies datu aizsardzības uh, pamatregulu piemērot. Man ir jums jautājums, ja jūs konstatēsiet pārkāpumus attiecībā uz datu aizsardzības pamatregulas piemērošanu no Facebook puses, eh, kādas tiesiskas soļus jūs ieteiktu spērt un kā ar šo piespiedu piekrišanu? Par to arī tiek runāts, vai ir jau konkrēti soļi, kā jūs grasaties pret to vērsties? Vai arī grasties, kad soļus izstrādāt, kādus rīkus, kā pret to vērsties? Paldies par jautājumu! Nav runa par tiesisku pretlīdzekļu ieteikšanu, ja tiek konstatēti pārkāpumi. Datu aizsardzības pamatregula paredz dažādus pasākumus, eh, kas ne tikai ir iespējams piemērot, bet kas ir obligāti jāpiemēro, tie ir brīdinājumi un sodi, sankcijas, eh, kas ir piemērojamas eh, samērīgi, efektīvi. Tātad te nav runa par vēlamo, bet par likuma piemērošanu, kā jūs arī norādījāt. Ir runa par uh, regulas vienveidīgu piemērošanu visā Eiropā. Tik tālu par to. Un otrkārt, par globālo standartu runājot, Eiropa nosaka toni vai uh, Eh, tā ir flagmanis, ir daudz ieinteresētu valstu. Eh, tagad mūsu dataizsīdzes pamatregulā ne tikai tādēļ, ka tās eh, normas ir jāievēro uzņēmiem, kas izvērš uzņēmē darbību Eiropā, bet arī tādēļ, ka tas ir paraugs. Ne tikai Eiropā, bet arī aizjūrā un ne tikai rietumos, bet pat arī austrumos. Paldies! Paldies! Līdz ar to pirmā sesija eh, beidzas. Paldies visiem runātājiem un par uzstāšanos un arī jautājumiem atbildēm. Tagad otrā sesija ietekme un riski vēlēšanu procesos. Un e, mums būs AFCO komitejas vadītāja Danute Hībnere, ja viņa šeit ir. Ļoti labi, viņa ir šeit. Uzstāsies Klēra Baseta, eh, apvienotās karalīs vēlēšana komisijas eh, eh, vadītāja un Džols Kaplans, Facebooka um, publiskās politikas, globālās publiskās politikas viceprezidents. So, colleagues, uh, please stay with us. Lūdzu, kolēģi, paliksim zālē, tā ir ļoti svarīga sesija, mums būs divi runātāji. Un Hibneres skundze eh, sacīs dažus īsus ievadvārdus AFCO vārdā. Mēs kā komiteja, protams, esam arī ieinteresēti šajā jautājumā. Kādi ir riski vēlēšana procesos, lūdzu, Danuta? Jā, nu dien daži vārdi par jautājumiem, kuri manā skatījumā ir vissvarīgākie šajā Eh, sakarā. Viens ir, kas attiecas uz apvienotās karalisti eh, un tās izstāja no Eiropas saimnības, un otrs ir par Eiropas parlamentu vēlēšanām nākamgad. Mēs gaidām vēl apvienotās karalists izmeklēšanas rezultātus, ko veica apvienotās karalists informācijas komisija, un mēs ceram, ka būs secinām attiecībā uz referendu apvienotā karalistē, jo mēs zinām, ja sliktas lietas notiek, tad mums ir precīzi jāzina, uh, kas ir noticis, e, ko tas maksāja un kā tas notika. Tas ir e, arī raugoties uz nākotnes prevenciju. Un tad runājot par Eiropas parlamenta gaidāmām vēlēšanām nākamgad. Mēs nākamgad balsosim, nākamnedēļ balsosim par dažiem jauniem noteikumiem attiecībā uz šīm vēlēšanām. Un mēs e, vēlamies gādāt, lai attiecībā uz elektronisko balsošanu tiešsaitē būtu plašākas iespējas, krietni plašākas nekā līdz šim, tāpat laikā gādājot, ka personas dati tiktu aizsargāti, lai pilsoņi, kuri balso un kandidāti, par kuriem balso, varētu būt pārliecināti, ka viss ir kārtībā. Un te būs jauninājumi, jo Eiropas vēlēšana likuma grozījumi arī mainīs e, šī tiesību akta formātu. Tie tagad būs ar savienības tiesību akta spēku. Tātad tos varēs arī Eiropas tiesa um, um, tiesā iesūdzēt pārkāpums, tas sniegs pilsoņiem daudz plašākas iespējas nekā līdz šim. Uh, Tātad eh, sociāla tīkla sniedz eh, bezprecedenta iespēju aizsniegt vēlētājus, bet no otras puses arī eh, pastāv iespējas nelikumīgi manipulēt vēlētāju izvēles. Šeit likumdevējam ir jāiejaucas. Es ceru, ka datu aizsardzības pamatregula mums dos vajadzīgo tiesisko pamatu mūsu pilsoņiem, lai viņu tiesības tiktu aizsargātas, un mēs arī zinām, lai tas tā būtu, mums ir pilsieņi jāinformē, lai viņi būtu gatavi izmantot savas tiesības, kuras viņiem sniedz, sniedz datu aizsardzības mātregula, un ko tas nozīmē, ja viņi uzklikšķina, eh, piekrītu Tas ir ļoti svarīgi. Un pa, visbeidzot vēlos sacīt, ka mums, protams, ir jārod pareizie veidi, kā regulēt un kādus noteikumus eh, noteikt uh, sociāla tīkla izmantošanā vēlēšana kampaņās, un visi spēlētāji, kas piedalās šajā procesā, eh, viņiem visiem ir sava atbildība. Un mums ir šis jautājums jārisina globālā kolektīva līmenī. Problēma ir daudz plašāka par Facebook un Cambridge Analytica. Tā ir jārisina globālā līmenī, jo rīt tā parādīsies atkal ar citu, citiem vārdiem, un tam mums jābūt gataviem. Paldies, Danuta, mūsu pirmā, pirmā runātāja. Runās viens no valsts vadā, kurā ir bijuši jau pārkāpumi un riski mēs uh, dzirdēsim Klērs Besets uh, uzstāšanos līdz desmit minūtēm no apvienotās kalists. Paldies priekšsēd, paldies arī, ka uzaicinājāt mani šodien. Es sākšu īsi paskaidrot, kāda ir apvienotās kalists vēlēšana komisijas uh, loma, uh, izmeklējot uh, pārkāpums it kā. Um, uh, tas ir ļoti svarīgi, manuprāt. Vēlēšana komisija ir parlamentāra iestāde, kas tika radīta 2000. gada. Mēs eh, darbojamies apvienotās kalis jurisdikcijā, eh, Ziemeļīrijā, Anglijā, Ziemeļīrijā un Velsā. Eh, bet Tātad mums ir arī savu lomu vēlēšanu organizēšanā, bet šodien runājušies vairāk par kampaņu finansējumu. Un mēs esam tātad finanšu regulātors. Kad parlaments izveidoja vēlēšanu komisiju, tas lēma, ka visefektīvākais veids, kā kontrolēt politiskās kampaņas, ir e, ieviešot kontrols attiecībā uz kampaņu finansējumu. E, šeit ir noteikumi attiecībā uz naudas izcelsmu un tērēšanu mēs to uzraugām, kā arī mums ir uh, politisko partiju uh, un kampaņu vedēja reģistrs, uh, paskaidrošu nedaudz, kā tas darbojas, jo, manuprāt, tas ir ļoti liederīgi. Pirmkārt, jebkura politiskā partija, kas vēlas piedalīties vēlēšanās, ir jāierakstās reģistrā, jāsniedz pamatinformācija par sevi. Mums ir arī uh, arī ne partija kampaņas notiekumi ļoti stingri, e, pārkāpjot zināms slie, slu, slieksni. 10 tūkstoši e, e, mārciņas bija slieksnis, lai reģistrētos, un divi kampaņas vedēji tika reģistrēti, tikai viens katrai pusē apvienotās karalists Brexit votuma sakarā. Tā tad pieļaujami donori ir tādi, kas ir arī apvienotās karalistes vēlēšana eh, reģistrā vai uzņēmums, kas ir reģistrēts apvienotā karalistē. Eh, to nedrīkst apiet, eh, slēpjot patieso finansējuma avotu. Un ir arī jāziņo par pārkāpumiem kampaņas laikā. Ehm, Tēriņu kampaņas laikā par tiem ir jāziņo, eh, tie ir ierobežoti, eh, griezts nosaka parlaments, 7 miljoni bija eh, Brexit referendumā, un citos mēdz būt 700, ap 19 miljoni lielām pusēm un 30 tūkstoši individiem ir atļaut, un apvienotā karalistē uh, eh, uh, eh, mēs rēķinām vienu gadu priekšvēlēšanu periodu, bet uh, Brexit referendā bija tikai tikai desmit nedēļas. Un um, vēlēšana komisija tad publicē uh, šajā priekšvēlēšana laikā naudas plūsmu pārskatus, kas ļauj. Uh, izvērtēt informāciju, to arī darām mēs paši. Vēlēšana komisijai nav um, uh, kompetences eh, kompa, attiecībā uz kampaņu saturu, bet mums ir jāuzraug kampaņas aktivitātes, lai par to tiktu, lai gādāt, ka par to tiek pareizi ziņots. Mēs arī uzraugām nereģistrē kampaņas vedēju aktivitātes. Ja tā notiek, tad mēs stājamies sakarā ar šo kampaņu rīkotājiem, eh, aicinām viņus reģistrēties kā kampaņas vadītājiem. Eh, ja tas nenotiek, tad mēs varam apstādināt kampaņu, kaut gan līdz šim tādu gadījumu nav bijuši. Mums ir jāsniem informācija par visu aktivitātu kampaņas laikā, eh, ieskaitot arī aktivitātes, par kurām ir maksāts jau pirms kampaņas laika, bet kas tiek īstenots kampaņas laikā, un te ir arī jā, tiek prasīts eh, eh, tēriņu atšifrējums un finansējuma atšifrējums. Tātad, kā es acīju, runa arī par finansējumu, kas ir saņemts pirms kampaņas laika, ja, ja tas tiek tērēts kampaņas laikā. Uh, Tātad kampaņas vedējiem ir vienādas tiesības eh, eh, un iespējas eh, sociālos tīklos rīkoties daudz plašāk. Runājot par mikro, um, uh, par, par, tātad par veidu, kā datus uh, analizēt, tāda veida vienmēr ir pastāvējuši, un mēs uzskatām, ka ir ļoti labi uzraudzīt uh, uh, digitālās kampaņas. Digitālās kampaņas ir ļoti pozitīvi ietekmējušas uh, pilsoņu iesaisti vēlēšana procesos. Mēs to ļoti pozitīvi vērtējam, un mēs esam redzējuši, ka uh, elektorāts ir paplašinājies uh, nesen nās referendumos un vēlēšanās, taču ir arī ļoti rūpīgi jāuzraug šī joma. Un, uh, Eh, ir jābūt caurspīdīgumam, lai vēlētāji redzētu, kas te notiek. Mums ir jau arī stingri noteikumi, taču eh, tie vēl var tikt uzlabot, tam arī jānotiek, lai mēs varētu risināt problēmas, ar kurām saskarāmies. Piemēram, cik līdzekļi tiek tērēti datubāzei vēlēšana laikā eh, un kā mēs varam labāk uzraudzīt to Jau kopš 2003. gada esam prasījuši um, pāraugus digitāliem un eh, drukas reklāmas materiāliem. Skotijas referendumā esam jau arī tā darījuši. Un uh, runājot par digitālo aktivitāšu eh, tēriņiem, eh, mums ir eh, problēma, ka kategorijas, kurās tiek tērēt līdzekļi, vairs nav aktuāls, un mums tās vajag pārskatīt. Mēs vēlamies arī redzēt, ka darbinieku algu tēriņi kampaņu laikā arī tiktu atšifrēti, jo daudz kampaņas tēriņi mūsdienās ir tieši darbinieku algas un algas mums ir jāgūst pārskats par tām. Šī informācija būtu jāsniedz arī reģistra veidā, tādēļ ļaujot mums uzraudzīt procesu un nodrošināt lielāku caurspīdīgumu. Mums ir jāzina, e, e, kurš ir saņēmis līdzekļus nevis tikai par aģentūrām. Nesen apvienotās karalists informācijas komisāri ir sacījusi, ka, eh, eh, un arī mēs varam apstiprināt, ka mūsu divu iestāžu sadarbība ir ļoti svarīga, taču apvienotās karalists vēlēšana komisija principā neuzrauga datu eh, aizsardzības jautājumus, privātumu jautājumu, tas ir mūsu datu aizsardzības uzraudzes uzdevums bet mums ir jāsadarbojas mūsu divām iestādēm, kā jau sacīju, lai strādātu efektīvāk. Ir noteikumi, kas ierobežo naudas izcelsmi, bet mazāk to tēriņu. Tādēļ ir leģitīmi, ka apvienotās karalistas kampaņu vedēji tērē līdzekļus pakalpojumu sniedzējiem, eh, kas atrodas ārzemēs, ja par to tiek korekti arī ziņots. Eh, eh, apvienotās karalistas vēlēšana likuma ļauj izmaksāt līdzekļus trešo valstu kampaņu vedējiem, bet Šeit mums nav jurisdikcijas pārbaudīt viņu darbības. Vēlēšana laikā arī nē. Tātad šī aktivitāte, kas ir vērsta uz vēlēšana procesa traucēšanu, eh, eh, vai arī pat vispār sabiedriskās dzīves destabilizācija pastāv un tā ir jārisina. Visbeidzot, eh, ko darām, lai stiprināt no jauna valsts uzticēšanos mūsu vēlēšanu procesiem. Mēs mācāmies no saviem nesenajiem pēcvēlēšanu ziņojumiem, cenšamies izdarīt secinājumus, uzturām dialogu ar eh, iesaistītām pusēm, un rīt arī mēs publicēsim ziņojumu attiecībā uz vēlamām, mūsu skatījumā vēlamām izmaiņām vēlēšanu procesos. Esmu jau dažus pieminējusi, eh, kā sevi ietver piemēram, plašāks pilnvērs vēlēšanu komisijām attiecībā, piemēram, uz sankciju un sodu piemērošanu. Tas bija ļoti tāds sasteigts pārskats, bet es ceru, ka tas jums tomēr deva ieskatu mūsu darbā. Paldies! Un tagad mūsu otrais runātājs būs Džovals Kaplans, Facebook globālās publiskās politikas viceprezidents. Laipni lūdzam, lūdzu. Good afternoon. Labdien! Es gribētu pateikties priekšsēdētājiem un Eiropas parlamentam, kas šodien var šeit piedalīties, lai runātu par uh, pēdējo mēnešu notikumiem un pastāstīt par to, ko mēs Facebook darām, lai aizsargātu vēlēšanas visā pasaulē. Un man arī ir gods ar Balsētas kundzi piedalīties šajā panelī, jo mēs esam sadarbojušies iniciatīvu kontekstā, un es ceru, ka varēsim to turpināt. Sākumā gribētu apliecināt to, ko mūsu izproduktors Marks Zukerbergs teica pagājušajā mēnesī Briselē. Aizsargāt vēlēšanu integrēt šeit Eiropā ir galvenā prioritāte mums Facebook mūsu apņemšanās saglabāt drošību uh, vēlēšanās visā Eiropā Un mēs eh, to darīsim arī attiecībā uz Eiropas parlamentu vēlēšanām nākamā gada mājā. Facebook mēs eh, cieši ticam, ka mūsu platforma var tikt izmantot labiem mērķiem demokrātijas procesā. Mēs uzskatām arī, ka pilsoņu diskusijas var eh, veiksmīgi attīstīties, ja tās ir patiesas. Un mēs varam izmantot mūsu platformu, lai ļautu cilvēkiem diskutēt ar saviem pārstāvjiem. Uh, Uh, vēlētajiem pārstāvjiem. Mēs redzam, ka arī politikas veidotāji izmanto mūsu instrumentus, lai tieši kontaktētos ar vēlētājiem, kas pirms desmit gadiem vēl būtu bijis neiedomājami. Bet ir arī kļuvis skaidrs pēdējā pusotra gada laikā, ka mūsu platforma var ļaunprātīgi izmantot tie, kuru mērķis ir graut uh, vēlēšana procesa integritāti. 2016. gada ASV vēlēšanās ārvalstu um, um, puses izmantoja Facebook platformu, lai šķeltu cilvēkus un uh, veicinātu baiļu sajūtu, un Facebook mēs pārāk uh, lēni atbildējām uz šiem draudiem. Mēs pārāk pievērsāmies uh, Eh, dažādām citām nelegālām praksēm. Mēs nevaram, protams, atgriezties pagātnē, bet mēs varam nodrošināt, lai šādi uzbrukumi neatkārtotos. Mēs šo atbildību uzturam ļoti nopietni. Es gribētu jau sākumā vēlreiz uzsvērt to, ko kolēģis teica iepriekšējā panelī, ka runājot par Cambridge Analytica, mūsu uh, informācija, kas ir mūsu rīcībā, uh, liecina par to, ka uh, Kogan kungs nedalījās ar savu informāciju, uh, ar, uh, par Eiropiešu datiem Un mēs um, varēsim to apliecināt tad, kad uh, pabeigsim auditu, tad, kad mums to atļaus uh, apvienotās karalists uh, informācijas komisāri. Uh, Kopš 2016. gada ASV vēlēšanām esam uh, guvuši būtiskas mācības attiecībā uz pieeja vēlēšanām. Esam uh, investējuši gan cilvēkos, gan tehnoloģijās būtiskā apmērā, lai šādus uzbrukumus uh, padarītu daudz grūtāk īstenojams. Un mēs esam veiksmīgi izmantojuši šos instrumentus nesnējās Francijas un Itālijas vēlēšanās, un mēs pievēršamies galvenokārt um, ierobežojot uh, ietekmi no ārpuses, viltus uh, ziņu un viltus uh, um, kontu izplatību, uzlabot caurskatāmību un atbalstīt uh, informētību mm, vēlētāju vidū. Tādi ir mūsu mērķi, un mēs uh, galvenokārt cenšamies tātad cīnīties pret ietekmi no ārpuses. Realtāte ir tāda, ka katrās vēlēšanās būs atšķirīgi uh, dalībnieki un dalī, arī atšķirīgi draudi. Mūsu drošības komanda raugās uz katrām gaidāmajām vēlēšanām un sadarbojas ar ārējiem ekspertiem un valdībām, lai izprastu, kādas iesaistītas puses šeit varētu būt un kādi ir specifiskie riski katrā valstī. Mēs arī zinām, ka, lai apkarotu ārvalstu ietekmi, mums būs vairāk jāinvestē drošībā. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ka mēs esam divkāršojuši šogad no 10 tūkstošiem uz 20 tūkstošiem to cilvēku skaitu, kas eh, strādā pie drošības jautājumiem. AI progress ļauj mums potenciāli eh, vērtēt un skatīt eh, ārvalstu izcelsmes lapas, piemēram, kas izplatā pilsonisko saturu. Un šāda proaktīva pieeja ļauj mums rīkoties ātrāk, un tas ir kļūst par labu veidu, kā cīnīties pret informācijas izplatību, kas nav patiesa. Tad, kad Alabamā bija vēlēšanas pagājušajā gadā, mēs pētījām, kāda varētu būt ārvalstu ietekme. Mēs uh, atklājām Maķedonijas politisko spameru grupu, mēs bloķējām viņu pieeju platformai, un šopš, kopš šajām vēlēšanām esam arī eh, izmantojuši šos pašus instrumentus eh, citās vēlēšanās, piemēram, Itālijas vēlēšana kontekstā. Un mēs arī cīnāmies pret viltus kontiem. Mēs zinām, ka daudzi slēpjas ar šiem viltus kontiem, un pagājušā gada laikā mēs esam uzlabojuši mūsu spējas tos identificēt un bloķēt, un katru dienu tiek bloķēti miljoniem šādu kontu šobrīd, un to mēs varam izdarīt pateicoties eh, mašīnu mācību procesa progresam, un mēs varam to to tagad izdarīt. Un trešā joma, pie kuras pievēršamies, ir uh, viltus ziņu izplatības apkarošana. Mēs zinām, ka cilvēki grib iegūt precīzu, pareizu informāciju Facebook, un mēs arī tā vēlamies. Un mēs esam izstrādājuši vairākus produktus, lai uh, mazāk viltus vai sensacionālu ziņu tiktu izplatīts, jo um, lielākā daļa uh, viltu ziņu tiek izplatīts ekonomisku apsvērumu dēļ, mēs vēršamies pret to, lai uz to nevarētu pelnīt. Mēs arī uzlabojam savas sistēmas, lai mazinātu šādu sensacionālu ziņu izplatību. Uh, un mēs bloķējam saturu, bet mēs zinām, ka to nevaram izdarīt vieni paši. Uh, un tāpēc izmantojam arī trešo pušu pakalpojumus faktu pārbaudē un arī izglītojumu lietotājus. Esam izvērsuši faktu pārbaudas programmu un paplašinām to aizvien vairāk valstīs. Šie te certificētie faktu pārbaudītāji eh, vērtē ziņu eh, patiesumu Facebook, un tad mēs varam identificēt eh, vidēji 80% viltu ziņu. Papildus tam mēs izglītojam mūsu lietotājus, mēs eh, stāstām, kā labāk atklāt viltu ziņas, esam palaiduši šādas programmas gan Facebook, gan ārpus Facebook vairākās valstīs. Un ceturtā joma, kam grib pievērsties, ir reklāmas caurskatāmība. Mēs uzskatām, ka cilvēkiem ir jāspēj skaidri saprast, kāpēc viņi redz šīs reklāmas, kas par tām ir maksājis un eh, kādas reklāmas tad ir vērstas, uz kuriem cilvēkiem. Tas īpaši attiecas uz politiskajām reklāmām. Mēs esam virkni soļu spēruši, izmantojot jaunu e, instrumentu View Ads, kas ļauj jums redzēt tos vēstījumus, kurus e, um, tātad izvieto zināms reklēmdevējs. Tādējādi mēs cīnīsimies pret uh, reklāmu, kas nav patiesa. Uh, un mēs drīz visā pasaulē izmantosim šos instrumentus. Piektā un pēdējā joma, kam grib pievērsties, ir mūsu darbs, lai atbalstītu sabiedrisko iesaisti. Mēs Facebook uzskatām, ka mums ir jāatbalsta šī joma, mēs esam sadarbojušies ar daudzām iesaistītiem pusēm, mēs vairāk kā 50 valstīs uh, Uh, izvēršam uh, instrumenta izmantošanu un par vēlēšanu reģistrāciju, un uh, ar mūsu starpniecību aizvien vairāk vēlētāji ir apzinājušies, ka viņiem ir jāiet balsot, un mēs kopā ar iesaistītajām grupām uh, Eh, palīdzam cilvēkiem izprast, eh, par ko tad viņi balso. Apvienotās karalists un Francijas vēlēšanās mēs izmantojam instrumentu politiskās perspektīvas. Uzklišņot uz tā, jūs varējāt izvērtēt vairākos jautājumos dažādu partiju perspektīvas. Un vispēcot esam pagājuši gadu izveidojuši arī eh, kandidātiem un viņu darbiniekiem informācijas kampaņu, informējot viņus par riskiem un piedāvājot padomus, kā uzlabot drošību Mēs zinām, ka demokrātiskā procesa aizsardzība ir eh, visu uzdevums. Mēs eh, sadarbojamies ar valdības eh, pārstāvjiem, pilsonsko sabiedrību un citām pusēm, lai labāk dalītos ar informāciju par draudiem eh, katrā konkrētajā valstī. Pirms Vācijas vēlēšanām pagājušajā gadā mēs cieši sadarbojāmies ar Informācijas drošības federālo biroju Vācijā, lai uh, apmainītos ar draudu informāciju. Un pirms Itālijas vēlēšanām mēs cieši sadarbojāmies ar Itālijas regulātoru, lai definētu vadlīnijas par to, kā politiķiem vajadzētu izmantot tiešsaistes eh, instrumentus un neļaut vilciņu izplatītu um, viltus ziņas. Un uh, ECO um, arī mēs ar viņiem sadarbojāmies, uh, un viņi uh, nenovērtēja to kā īpašu problēmu kampaņā. Arī ar ārējiem partneriem mēs sadarbojamies, piemēram, ar Atlantijas padomi. Viņu mm, digitālie eksperti sadarbojas ar mūsu uh, drošības komandām, lai Facebook uh, varētu saņemt tieši uh, laika režīmā draudu informāciju par uh, riskiem vēlēšana kampaņās visā pasaulē. Un tādējādi mēs varam gūt informāciju. Un pagājušā gada, tad šā gada aprīlī mēs sniedzām uh, ziņas par jaunu komisiju, uh, kas strādās pie um, tā, lai Facebook gūtu informāciju no ārējo ekspertu darba, lai varētu labākus lēmumus pieņemt tiešā laika režīmā. Un nekad nevarēsim pilnībā aizsargāt vēlēšanas. Mēs kā sabiedrība un uh, uzņēmums redzam um, riskus, ir labi finansētas kampaņas, kas to īsteno. Mēs nevaram uh, protams, pilnībā to visu apkarot, bet mēs strādāsim pie tā, lai pret to cīnītos. Mēs vislabāk varēsim panākt rezultātus sadarbojoties ar ekspertiem, valdībām un citām iesaistītiem pusēm. Mēs strādāsim arī turpmāk, lai attīstītu šo te sadarbību, tā skaitā ar Eiropas parlamentu, lai um, strādātu pie jautājumiem, kas skar tuvojošās uh, Eiropas vēlēšanas. Paldies jums abiem, un tagad mēs uzreiz dosim vārdu kolēģiem jautājumiem. Uh, viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji. Un vispirms Danuta Hībner no ETP. Lūdzu. Paldies, es gribētu Klērai Basetai patiesībā pajautāt. Jūs esat vēlēšana komitejas vadītāja apvienotajā karalistē. Šī lieta, kas mūs šeit pulcē, ir arī visā Eiropā bijusi plaši apspriesta. Un mans jautājums jums ir, vai tam ir potenciāls arī graut uh, pilsoņu uzticību digitalizācijai, vai jūs uh, tomēr uh, domājat, ka tas varētu arī negatīvi ietekmēt cilvēku dalību nākotnes vēlēšanās? Kāds ir jūsu uh, viedoklis? Es zinu, ka jūs nezināt, bet, uh, jā, es jau gribēju teikt, ka tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka Pirmais, kas ir jāatceras par visu šo, ir tas, ka mēs varam spekulēt par to, ko cilvēki darīja, ko viņi nedarīja, vai bija viltu ziņas un kādas tās bija, bet eh, šī te saikne starp to un cilvēku lēmumu, kā balsot, eh, tā nav tik skaidra. Mums ir zinām pētījumi, kas to nedaudz izgaismo, bet patiesībā uh, mēs un neatkarīgiem pētniekiem nav, mēs to nezinām, un viņiem nav šādi dati, tātad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, nedodam, nedosim tik daudz vāras tiem cilvēkiem, kas to darīja, lai viņi nedomātu, ka viņi to tik lielā mērā ir ietekmējuši. Un mums ir bijis pētījums par sabiedrības viedokli attiecībā uh, Uh, uz digitālajām kampaņām, un uh, šeit uh, rezultāti rāda, ka ir apzinātība, paaugstināta apzinātība šajā jautājumā. Un runājot par izglītošanu, tas viss veicina sabiedrības apzināšanos, tas ir tāds vispārējs sociālo mēdīju uh, Uh, jautājums un ne tikai vēlēšanas skārošs jautājums. Un es domāju, ka tas ir pozitīvi, ka cilvēki aizvien vairāk um, kritiski izvērtē to, ko viņi lasa un redz. Un tas ir pozitīvi. Un tad, kad es runāju, es teicu, ka uh, mēs. Uh, esam tiešām konstatējuši, ka um, pēdējos balsojumos apvienotajā karalistē ir bijis rekordliels vēlētājs skaits, un tas tiešām ir ļoti pozitīvi, jo īpaši ar jauniešiem. Un tagad uh, mans jautājums sociāldemokrātu un Libas vārdā. Es gribēju iedziļināties tajā, kā Facebook uh, risināja šo te bāžu jautājumu par to, ka ir iejaukšanās vēlēšanās. Nesen bija ziņojums, ka jūs um, pieņemat darbā uh, bijušos uh, mm, izlūkdienests darbiniekus un citus speciālistus, lai testētu, kādi varētu būt scenāriji, kā tas varētu ietekmēt uh, šo te iejaukšanos, par ko tiek ziņot, jo īpaši apvienotās karalists referendumā, Brexit referendumā, piemēram, vai, piemēram, tā, uh, tātad, par ko ziņots, ir um, Krievijas iejaukšanos vēlēšanos, uh, ir šādas apsūdzības izvirzītas. Varbūt jūs varētu tā īsi aprakstīt, kā jūs esat cenšies šo situāciju risināt. Jā, paldies priekšsādātāji, tas ir lielisks jautājums, un tas skar pašu uh, problēmas kodolu. Šis raksts eh, stāstīja par tiem papildus cilvēkiem un resursiem, ko mēs iekļējām mūsu komandā, lai mēs labāk izprastu un gūtu pieredzi par to, ko varam darīt, kad notiek vēlēšanas visā pasaulē. <coughs> Gal galā mums ir jābūt uh, pašiem vairāk šādām spējām, bet, kā jau es ievadu runā teicu, mums ir ļoti cieši jādarbo, jāsadarbojas arī ar ekspertiem uz vietas, konkrētajās valstīs, kur notiek vēlēšanas. Tātad mēs esam atvēlējuši resursus, lai tieši un tieši sadarbotos ar vēlēšanu komisijām šajās valstīs, lai saprastu, kāda ir katras valsts specifika, kāda ir draudi. Šīs spējas vēl pirms 2016. gadā ASV vēlēšanām nebija attīstīts, un kopš tā laika esam daudz uzzinājuši runājuši par to, kādi instrumenti mums ir vajadzīgi pirms katrām vēlēšanām. Tātad, tad, kad tuvojas kādas būtiskas vēlēšanas, mēs sastādām uh, uzņēmumā tādu uh, multifunkcionālu komandu, lai pievērstos tiem jautājumiem, kas uh, palīdz cilvēkiem uh, atpazīt viltus ziņas, kas informē vēlētājus un citas lietas. Viss šīs lietas būs jāizmanto katrām vēlēšanām. Un palstoties uz to pieredzi, kas mums ir, kas ir gūta pēdējos mēnešos, vienu Francijas vēlēšanās, kur mums izdevās uh, apmēram 30 tūkstošus viltus profilu uh, bloķēt uh, Un Vācijas vēlēšanās mēs cieti sadarbojāmies ar informācijas drošības eh, biroju un Itālijas vēlēšanās, kur mums eh, izdevās sadarboties ar eh, neatkarīgu faktu pārbaudītāju, lai identificētu uh, viltu ziņas un uh, samazinātu to izplatību. Visi šie instrumenti būs jāizmanto visās vēlēšanās, un to mēs esam apņēmušies darīt. Tomas Rinotskas no um, ETP un Lībe. Paldies, priekšsādētā. Paldies. Uh, ka devāt man vārdu, un paldies par to, ka esat ieradies šeit, Kaplan kungs, šodien. Mēs gaidījām Goldman kungu, bet mums nāksies iztikt ar jūsu uh, klātbūtni šajā sēdē. Jūs teicāt, ka Facebook ir demokrātiska platforma informācijas apmaiņai, bet kā tad es varu uh, uzticēties uzņēmumam, kurš eh, tik ilgi, um, tik ilgi uh, ilgu laiku uh, prasa, lai uh, dzēstu viltus profilus, kas uzdodas par mani ar manu fotografiju. Ko jūs darāt, lai šādas situācijas neatkārtotos? Un Cambridge Analytica ir parādīts, ka Cambridge Analytica uh, ietekmēja uh, vēlēšanas dažādās Eiropas valstīs, tā skaitā arī Čehijas republikā, jo jūsu kolēģis teica, ka uh, tās bija tikai Amerikas Savienotās valstis. Un visbeidzot, mēs apmeklējām Facebook, un toreiz uh, visi runāja par to, ka jūs esat sociāli atbildīgs uzņēmums, vai tiešām jūs darāt visu, kas ir jūsu spēkos, lai mēs jums varētu ticēt. Kolēģi, lūdzu, ievērojiet noteikto uzstāšanās laiku. Lūdzu, paldies par jautājumiem. Centīšos atbildēt uz visiem trim. Attiecībā uz viltus profiliem tas ir izaicinājums, tā ir problēma, bet esam veltījuši milzīgi daudz tehnoloģisko resursu tam, esam būtiski uzlabojuši šīs spējas, un kā kolēģis iepriekšējā panelī norādīja, mēs tagad uh, burtiski miljonus viltus profilu bloķējam pirms viņi var reģistrēties, pirms vispār kāds eh, to ierauga. Un pagājušais mēs ziņojām, ka mēs 500 miljonus eh, viltus profilu, viltus kontu esam eh, dzēsuši. Bet, kā jau es teicu, ievadrunā to mēs nekad neatrastāsim pilnībā. Mēs šeit runājam ar, par ļoti spēcīgiem pretiniekiem, kuri mm, izstrādā jaunas tehnoloģijas. Mēs investējam arī un cīnāmies pret šiem uh, Uh, draudiem, un tāpēc esam dubultojuši to cilvēku skaitu, kas strādā pie drošības mūsu uzņēmumā. Runājot par Cambridge Analytica ietekmi citās Eiropas vēlēšanās, vēl atkārto tikai to, ko es teicu, un ko Satterfield kungs teica iepriekšējā panelī. Um, mūsu rīcībā esošā informācija liecina par to, ka Kogan kungs nedalījās ar uh, lietotāju datiem ar Cambridge Analytica, un tāpēc apsūdzības par to, ka Cambridge Analytica ietekmē citas vēlēšanas, šādus pierādījumus šobrīd nesam guvuši. Un eh, es gribu, um, protams, teikt, ka mums ir eh, vajadzīgs tāds eh, audits, ekspertu audits, un tad tikai varēsim simtprocentīgi to apliecināt. Eh, mēs esam sociāli atbildīgas uzņēmums, mēs, protams, cenšamies tādi būt, un kā Saterfielda kungs teica, galu galā taču nav svarīgi, vai kāds saka, ka mēs esam vai neesam eh, sociāli atbildīgi. Galvenais ir, lai mūsu rīcība par to liecinātu lai mēs plašāk eh, aprā, apskatītu mūsu atbildību un cīnītos pret ļaunprātīgu izmantošanu, kas ir mūsu platformā novērojama. Mercedes Breso, SND, AFCO, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu uh, atsaukties uz šo jautājumu. Jūs teicāt 500 miljoni trijos mēnešos, tas ir milzīgs uh, skaits, vai jums nešķiet, ka pareizākais ceļš būtu uh, pāriet uz digitālu identitāti, piemēram, Igaunijā, tad, kad Igaunijā jūs eh, vēlaties izmantot tiešsaistes uh, avīzi, tad jāizmanto digitālā identitātes karta un tādējādi jāpliecina personība. Protams, ka nevar to um, darīt tikai vienā valstī, arī visur citur vajadzētu strādāt pie tā, uh, lai mēs radītu digantālo identitāti. Un tas būtu vienkāršāk. Jūs teicāt, ka jūs bloķējāt 500 miljonus, bet problēma ir tāda, cik tad izkļuva šim uh, tīklam cauri, uh, cik uh, tik un tā savus uh, viltus profilus uh, publicēja. Varbūt miljonu, nu cerams, ka ne miljoni. Un tad ir vēl viens jautājums, ko es uzdošu vēlāk. Paldies! Thank you! Paldies! Tie bija 500 miljoni, uh, kurus e, varējām nobloķēt pirmajā kvartālā, un tā ir viena no lietām, e, ko mēs darām, proti sniedzam vairāk informācijas, vairāk datu par to, e, kādus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus esam identificējuši Facebook vietnē un ko esam pret to darījuši. Un mūsu aplēses, ko publicējām, ir, ka apmēram 3-4 Eh, procenti kontu, kas ir viltus konti, viltus profili, tas ir liels skaits. Mums vienkārši ir jāturpina pie tā strādāt ar visiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, investējot eh, mākslīgajā intelektā un mašīnu mācīšanās procesā. Mēs redzam no tā lielā cilvēku skaita. Eh, tātad mēs redzam, varam atklāt, kuri tad ir īsti un kuri ir viltus profili. Runājot par digitālo identitāti, varu tikai pateikt, ka uh, politikas eh, noteicējiem dažādās pasaules valstīs varētu būt atšķirīgi viedokļi par to, vai tas būtu vēlams vai nē. Vienmēr ir eh, problēmas par datiem, par datu aizsardzību, par ko šodien runājam, par datu gūšanu par individiem. Tas arī varētu radīt cilvēkiem bāžas, bet mēs pilnībā, pilnīgi noteikti esam eh, atvērti diskutēt ar valdībām par pareizo veidu, kā to darīt. Ja mums ir aizdomas par to, ka kāds konts ir uh, Uh, viltus konts, tad uh, mēs to sākotnēji bloķējam, līdz tas tiek pārbaudīts, proti, līdz cilvēks var um, pierādīt, ka tas ir īsts cilvēks. Un, uh, Mēs to darām tātad tikai tad, kad ir aizdomas. Mēs neprasām visiem kontiem, reģistrējoties visiem cilvēkiem, piedāvāt uh, identifikāciju. Šoflin kungs lūdzu no ETP AFCO. Thank you, Chair. Now... Paldies, priekšādātāji. Man ir jāsaka, ka mani patiešām uztrauca jūsu teiktais. Es dzirdēju, ka jūs runājāt par digitalizācijas struktūrēto un neatgriezenisko raksturu. Vai ir e, kaut kāda nākotne e-valdībai un e-balsošanai? Varbūt jums ir kas sakāms par Ungārijas vēlēšanām? It Tad, kad es saku, ka šī problēma nekad netiks atrisināta, es domāju, ka es ļoti precīzi raksturoju šīs cīņas, ar ko saskaras digitālajie uzņēmumi un arī eh, valdības cīnoties pret eh, noziedzniekiem kiberjomā. Tas ir vienkārši atzinams, ka mēs eh, izmantojam, mēs vēršamies pret šiem pretiniekiem, kuriem ir ļoti labs finansējums, un mums nāksies ķerties klāt viņu tehnikai un viņu iespējām. Uh, Facebook un arī tiesība aizsardzības personām vajadzēs uzlabot savas iespējas un savus instrumentus, lai mēs varētu būt vienu solīt viņiem priekšā. Tā ir mūsu apņemšanās, un mēs šeit investējam ārkārtīgi daudz resursu. Te ir runa gan par personālu, gan arī par tehnoloģijām. Uh, Mēs mēģinām novērst arī negatīvo ieteikumu uz mūsu pēļņas gūšanas iespējām, taču mēs uzskatām, ka ir būtiski nodrošināt vislielāko aizsardzību, kāda vien ir iespējama. Ja runa, runa par e-valdību un e-vēlēšanām, šādu pakalpojumu Facebook mēs nepiedāvājam. Um, valdībām vajadzēs izlemt pašām, vai tās ir spējīgas nodrošināt uh, tādu drošības līmeni, kas ļautu eh, to darīt. Tātad te ir runa par to, kā panākt, lai cilvēki vairāk piedalītos vēlēšanās, iespējams, ka valdībām tas interesē, bet šeit, protams, ir arī jāuzticās sniegtiem pakalpojumiem. Pedro Silva Pereira, sociāldemokrāti AFKO komiteja. Paldies priekšādātāji. Kāplana kungam jautājums. Uh, Pēc Cambridge analītikas skandālā ir pilnīgi skaidrs, ka jūs esat atzinuši šo uh, uzticēšanās uh, trūkumu, un jums vajadzēs noteikti tajā daudz ieguldīt. Bet gribēju jautāt, vai jūs pilnībā apzināties to, cik ļoti daudz jūsu platformu izmanto visā pasaulē, lai izplatītu um, viļņus ar nepatiesu informāciju. Tāpat arī tiek izvērstas nomānošanas kampaņas politiskiem mērķiem. Ja tas tā ir, tad eh, mans jautājums, vai tiešām tas ir viss, ko jūs spējat paveikt? Vai arī jūs esat gatavi atzīt, ka tas, ka, ko jūs darāt, ir vienkārši nepietiekami, ņemot vērā problēmas apmērus? Paldies par jautājumu! Mēs noteikti apzināmies un arvien vairāk pēdējo 18 mēnešu laikā saprotam, eh, kā tiek apdraudētas vēlēšanas. Jūs eh, pieminējāt šīs nepatiesās ziņas un eh, maldinošas informācijas izplatīšanu tiešsaistē. Uh, Mēs esam spēruši vairākus svarīgus pasākumus, proti mēs esam atbrīvojušies no viltus profiliem, jo ļoti bieži tieši viltus profilos tiek uh, publicēta šāda nepatiesa informācija. Šeit ir panākts liels progress. Tāpat arī mēs mēģinam, mēģinam izvairīties no finanšu stimulēšanas. Mēs redzam, ka um, nepatiesa informācija bieži vien tiek saistīta ar politisku dezinformēšanu, bet īsnībā aiz tā visas lēpjas eh, finansiālas intereses. Tie ir spameri, kas agrāk sūtīja e-pastus, bet tagad izmanto jaunu platformu. Mēs eh, mēģinam novērst to, ka viņi var izmantot šīs iespējas gūt vēļņu Facebook. Arī šeit esam panākuši progresu. Esam izmainījuši algoritmus, lai Uh, izvairītos no sensacionalizēšanas, kas uh, rodas no liekas klikšķināšanas ar šādām ziņām. Esam arī uzsākuši partnerības ar neatkarīgiem faktu pārbaudītājiem visā pasaulē, kas var norādīt, ka saturs uh, Facebook ir nepatiess. Un tad mēs varam samazināt šādu materiālu izplatīšanu. Esam Pēdējo pusotra gada laikā, kopš 2016. gadā ASV vēlēšanām, ļoti daudz ko izdarījuši. Protams, mums ir jāsadarbojas ar valdībām, ekspertiem, akadēmiķiem, bet mēs redzam, ka progress ir panākts. Ļoti daudzās lielās vēlēšanās Francijā, Vācijā, Itālijā esam novērojuši, ka mūsu veiktie pasākumi ir bijuši efektīvi un šīs vēlēšanas ir notikušas drošībā. Kaija Kalasa, Alde, grupa ITRE komiteja. Paldies, paldies arī par jūsu prezentāciju. Jūs runājat par to, kā jūs uh, identificējat uh, vēlēšanu datu manipulācijas, un jūs pieminējāt uh, Vāciju, Itāliju un Franciju. Taču Eiropā ir arī mazās valodas un mazās eh, valstis. Es pārstāvu šādu mazu valsti, un mums ir tikai ap eh, viens miljons iedzīvotāju, kas runā mūsu valodā. Uh, Mans jautājums, vai jūs mēģinat identificēt manipulācijas arī šajās nelielajās valodās, vai tas vienkārši jums ir par mazu? Arī mums ir vēlēšanas, un mums ir eh, kaimiņš, kuru noteikti interesē mūsu vēlēšanu rezultāti. Mūsu iedzīvotāji izmanto Facebook un uzticas Facebook. Kāda ir jūsu atbilde mazajām valstīm un mazajām valodām? Paldies, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs zinām, ka Eiropas eh, parlamenta vēlēšanas ir ārkārtīgi liels izaicinājums, tāpēc, ka ir 27 valstis, kas eh, balsos visas reizē. Esmu aprakstījis vairākus instrumentus, un tie neliek uzsveru uz valodu kā tādu. Tātad te ir runa par šiem viltus profiliem, te ir runa par eh, mašīnu mācīšanu un par viltus profilu atpazīšanu. Te ir runa par spēlētājiem, kas izveido šos viltus profilus, un viņi nekādā veidā nav atkarīgi no no mūsu analīzes vai no mūsu satura izvērtējuma, tāpēc mums noteikti ir jāpēta valoda, lai mēs varētu efektīvi darboties. Ja runa par finanšu motivāciju, arī šeit mums nav jāpēta saturs, mēs varam vienkārši paskatīties, vai šīs lapas un um, tad vai ziņu saturs nāk no uh, atpazīstamām lapām mēs noteikti izmantosim šos rīkus. Un ir arī citi instrumenti, piemēram, uh, publisko publisko pakāpojumu paziņojumi. Šeit eh, mēs varam tos publicēt eh, vairākās valstīs un varam sadarboties ar vēlēšanu komisijām pat ar mazās valstīs, lai tas tiktu izdarīts pirms vēlēšanām. Tas ļauj eh, cilvēkiem kritiskāk izvērtēt Facebook atrasto saturu. Anna Gomeša, sociāldemokrāti, Libi komiteja. Basets kundze, vai jūs esat atklājuši pierādījumus par iejaukšanos vēlēšanās Lielbritānijā. Vai to ir darījis Cambridge Analytica, SL vai citi uzņēmumi? Un vai tie ir bijuši saikne ar privātiem uzņēmumiem, piemēram, lielajiem grāmatvedības uzņēmumiem vai Henley and Partners grupu, kas sadarbojas ar valdībām, lai izveidotu programmas eh, pilsonības pārdošanai vai arī vīzu pārdošanai Lielbritānijā? Kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka žurnālisti, kas saskaras ar šādām nomēlnojošām uh, darbībām, tiesu prāvām un tā tālāk, mm, šie uzņēmumi bieži vien iesūdz ir žurnālistus tiesā, lai iebiedētu, kā panākt, lai tas uh, neizdotos. Jautājums kā plana kungam. Jūs sadarbojāties ar SCL Vai tas notika uh, na, na, na, tāpēc, ka jūs izturēties naivi, vai tas bija dēļ mankārības, vai kā citiem sudēļ? <laughs> Um, you, you got the abuse and she can get, take the question. Jā, jūs te uzklausījāt nomelnojumus un šķiet, ka saņēmāt arī jautājumu. Vēlējos atkārtot to, ko teicu sākumā. Cambridge Analytica un citi uzņēmumi ir snieguši pakalpojumus Lielbritānijas vēlēšanu laikā, un tas ir absolūti attaisnojums saskaņā ar mūsu vēlēšanu likumiem. Mēs neesam pētījuši tālāk, vai eh, kampaņā mm, tika publiskots, kas ir iztērēts šiem uzņēmumiem. Tāpat arī tika runāts par to, vai eh, šādus pakalpojumus drīkst ziedot, vai tas ir pieļaujami. Uh, Mēs turpinam izmeklēšanu un uh, tāpēc nevaru tagad uh, izteikt nekādus secinājumus. Jebkurā gadījumā diskusijas ir bijušas. Nevaru šeit neko papildināt. Tas pats attiecas arī mm, uz darbībām pret žurnālistiem. Tas vairāk ir vēlēšana komisijas kompetencē. Mūsu loma nav izmeklēt vai pētīt lielu organizāciju rīcību. Uh, un vai tās vēršas pie žurnālistiem ārpus vēlēšanām. Mums vienkārši nav nedz iespēja, nedz arī kompetences šajos jautājumos. Andersen kungs, zaļie, AFCO. Brexit referendums ir mm, noticis ar tikai 4% rezervi. Mums ir jāsaprot, vai tas viss ir darīts tiesiski. Facebook ir šāda informācija, bet līdz šim uh, tas ir atteicies nodot informāciju Lielbritānijas parlamentam. Ir pierādījumi, ka no Facebook nozaktie dati ir ļāvuši izveidot eh, šādus viltus profilus, kas savukārt izvērsa kampaņu par eh, balsojumu pret vai par. Jūs eh, tad, tad um, jūsu rīcībā ir ārkārtīgi daudz datu, un šie visi šie dati bija jūsu rīcībā arī pirms vēlēšanām un arī pēc referenduma. Uh, Vai jūs esat gatavi nodrošināt tādu pašu caurdzamību arī lietotājiem un uh, žurnālistiem? Mums ir jāsaprot, cik daudz naudas tika iztērēts, kas to darīja, uh, kam šīs reklāmas bija mērķētas un uh, kāpēc uh, šie dati bija vajadzīgi reklāmām. Paldies! Mēs esam snieguši atbildes uz ārkārtīgi daudziem jautājumiem, ko uzdeva uh, Brītu parlaments. Mēs nosūtījām arī ekspertus, kas piedalījās 5 stundas garās sanāksmēs, mēs atbildējām arī uz papildu jautājumiem. Mēs mēģinājām patiešām rēģēt uz parlamenta lūgumiem viņu mēģinājumos izmeklēt, kas notika attiecībā uz Brexit referendumu. Mēs piekrītam, ka cauradzamība lakrāmās ir ļoti svarīga. Mūsu mērķis ir veidot tādus rīkus, kas ļautu cilvēkiem redzēt Eh, kāda ir reklāmas mērķa auditorija un cik daudz ir iztērēts. Tas jau ir uzsākts Lielbritānijā. Eh, tas ir uzsākts Tunijos ASV, un mēs plānojam šogad uzsākt arī Lielbritānijā. Mēs mēģinām izveidot arī tādus rīkus, kas eh, cilvēkiem ļautu saprast, kāpēc viņi redz šo reklāmu, kas par šo reklāmu maksāja, un uz ko šī reklāma ir mērķēta. Tāpat arī mēs mēģinām saprast par to, kas uh, ir noticis pagātnē attiecībā uz reklāmām. Protams, ka mēs nevaram to darīt konsekventi, bet mēs esam uzņēmušies atbildību par cilvēku privātumu. Esam snieguši informāciju par um, reklāmām, Brexit, kas eh, tiek finansētas no Krievijas, bet eh, šeit summas bija nelielas. Mēs mēģinām sadarboties un mēģinām sniegt pēc iespējas vairāk informācijas eh, parlamentā komitejai. Mercedes Breso, sociāldemokrāti AFCO. Paldies! Zorgs. Eh, dopo la, la scoperta del... Tātad, pēc eh, tam, kad eh, tika atklāts, ka Facebook lietotāja profila tiek izmantota politiskiem mērķiem, ka to dara Cambridge Analytica, vai jūs uzskatāt, ka izmantojot vēlēšanu likumus vai kādus citus rīkus, uh, būtu iespējams sākt kontrolēt šāda veida praksi. Galu galā tā ir ārkārtīgi bīstama. Šeit ir runa par tādu kā vilku baru, kas uzbruka daudz vieglāk aizskaramiem subjektiem. Galu galā vēlētājus ir ļoti vienkārši pārliecināt. Jā, mēs šo metaforu dzirdējām arī iepriekšējo reizi. Kā jūs domājat, ko varētu iesākt? Un šeit es nedomāju tikai par uh, privātlietotājiem, bet arī par uh, likumiem. Varbūt ir jāiekļauj noteikumi vēlēšana likumos. Paldies! Domāju, ka mēs varam darīt ļoti daudz, un pats svarīgākais ir atzīt, ka neviena organizācija, vai tas būtu regulators, piegādātājs vai valdība, uh, nespēs to atrasināt viena pati. Tātad, ja mēs uzbruksim tikai vienai daļai, tad eh, viņi pāries uz citām daļām un spēs eh, ietekmēt vēlētājus ar citiem līdzekļiem. Tieši tāpēc mums ir jāsaskata kopaina. Eh, labi, noteikumi balstās uz spēcīgu datu kontroli, un pēc vispārējās datu regulas ieviešanas mēs redzam, kā mainās situācija Lielbritānijas valdībā. Mūsu komisija ir ļoti uh, aktīvi to reaģējusi. Protams, ka mēs uh, gribam, lai vēlēšana komisijām būtu um, lielākas pilnvaras, lai tās varētu iegūt informāciju no kampaņām un tāpat arī, lai varētu pieprasīt informāciju no piegādātājiem. Tāpat arī spēcīgākas pilnvaras attiecībā uz datu ieguvi. Un ir uh, tāpat arī jāaptur iespējami likuma pārkāpumi, kas uh, varētu nākt kopā ar lielākiem sodiem. Protams, ka tas nav nekas pārsteidzošs, tas nav nekas interesants, bet es uzskatu, ka tas tieši ir vajadzīgs. Mēs redzam, ka sociālo mediju uzņēmumi uzņemas uh, sociālo atbildību, un pēc tam regulātoriem ir savukārt vajadzīgas pilnvaras, lai tie varētu darboties un lai varētu sodīt pārkāpumus. Tieši uz to mēs arī aicinām. Kornēlija Ernsta, Goe Itre. Jā, paldies! spēļ, es runāšu vācu valodā. Mēs eh, dzirdējām ļoti daudz par to, ko esat eh, paveikuši Facebook, un tāpat arī bija interesanti uzklausīt britu kolēģis teikto. Es gribētu uzdot jautājumu, kā jūs eh, nošķirat šo produktu reklāmu no politiskās reklāmas? Kādas ir šīs metodas, kā jūs to izprotat? Un kas tieši šeit ir šis atšķirīgais? Uh, Ir eh, šīs reklāmas, piemēram, televīzijā, kur ir konkrēti noteikumi m, mm, vēlēšanu reklāmām, vai jūs varētu iedomāties kaut ko tādu arī Facebook gadījumā? Un tad jautājums par vēlēšanu manipulāciju, par ko runā visu laiku. Es gribētu zināt, Nu jā, var teikt, ka šī manipulācija ir eh, šīs viltus ziņas, bet viltus ziņas tagad aizmirsīsim. Kas īsti ir vēlēšana manipulācija jūsu izpratnē? Kad tieši tā sākas? Kas tieši tas ir pie jums? Protams, jā, mēs mm, saprotam, kas ir viltus ziņas, un tas ir tas vienkāršākais. Tika pieminēti vairāki punkti jūsu jautājumā, un pirmais ir, kā nošķirt eh, komerc reklāmas no politiskās reklāmas, un kāda ir atšķirība pieejā šīm reklāmām. Es jau savā ievadā runāju par to, ka mums ir jāizveido šis uh, reklāmas skatīšanas rīks, kas uh, pret visiem reklāmdevējiem attiecas vienādi. Un uh, viena no iespējām ir tāda, ka ir uh, jāredz pilnīgi visas reklāmas, ko šis reklāmdevējs sniedz. Sociālajos mēdījos ir iespēja izveidot uh, mikro mērķa auditorijas konkrētiem, um, konkrētām reklāmām, un uh, lietotāji to nemaz nezina. Mēs uh, izveidojām šo view ads rīku, un uh, tagad ik viens var saprast, ko tieši šis reklāmdevējs reklamē un kādas lapas tas reklamē. Mēs uzskatām, ka šāda veida caurdzamība ļoti uzlabos spējas uh, saukt pie atbildības eh, politiskos eh, iesaistītos, un eh, to iespējas savukārt ietekmēt zināmas iedzīvotāju daļas. Par vēlēšanu manipulēšanu mēs liekam uzsvaru uz tādām lietām, kas ir redzamas, piemēram, dezinformēšana, sensacionālisms. Mēģinām pētīt arī reklāmas, kas ir izvietotas mūsu platformā, un mēs mēģinām vērsties pret eh, šādām reklāmām. Esam arī mm, izvērsuši dažādus pasākumus, kā vērsties pret eksploatēšanu, dezinformēšanu. Uh, manipulēšanu. Mums ir jāiet cauri visām šīm rīcībām, un ja mēs atklājam kaut ko tādu, kas nav paties, tad mēs vēršamies pret to. Pēdējais runātājs sarakstā nav klāt, tāpēc došu vārdu tagad Pedro Silvām Pereiram, sociāldemokrāti AFCO komiteja. Paldies, Kaplankungs! Jūs pieminējāt ļoti izsmalcinātus veidus, kā var ļaunprātīgi izmantot Facebook uh, politiskiem mērķiem, proti ārvalstu iejaukšanās, mm, viltus profilu izmantošana, mājaslapas. Es gribētu runāt par mazāk uh, izsmalcinātiem veidiem, kā jūsu platforma tiek izmantota politiskiem mērķiem. Tātad ir runa par nepatiesas informācijas uh, izmantošanu, nomēlnošanu, uh, anonīmiem komentāriem, ko mēs redzam katru dienu, pilnīgi visur. Vai to var atrisināt bez obligātā ID reģistra, un vai tehniski tas ir izdarāms tuvākajā nākotnē? Paldies! Mums ir vairāk veidi, kā mēs mēģinām vērsties pret dezinformēšanu vēlēšanu kampaņu ietveros. Šodien jau vairākas reizes par to runājām. Tātad vēršamies pret viltus profiliem, mēģinam um, likvidēt finanšu stimulus, sadarbojamies ar neatkarīgajiem uh, trešajiem faktu pārvaldītājiem, kas var pateikt, vai šis apgāvājums ir patiesa vai nē. Mēs neuzskatām, ka Facebook tagad vajadzētu sludināt patiesību pilnīgi visās pasaules valstīs. Mēs šeit paļaujamies uz šiem trešās puses faktu pārvaldītājiem, kas ir akreditēti. Mēs izmantojam arī uh, dažāda veida metodas, kā vērsties pret nekval nekvalitatīvu saturu. Mēs arī saprotam, ka cilvēki negrib redzēt sensacionālās ziņas, kas ir ievietotas tikai, lai uz tām uzklikšķinātu. Mēģinam arī veicināt uh, uzticamu ziņu tālāk izplatīšanu. Tātad te ir runa par ziņām no avotiem, kas uh, tiek uzskatīti par uzticamiem Facebook. Uh, Te ir runa par lieliem uzņēmumiem, kā arī par vietējām ziņām. Kā jau jūs minējāt, šī cīņa mums visiem būs jāturpina. Valdībai, protams, arī ir jāuzņemas sava loma, tai ir jāpalīdz izglītot uh, pilsoņus par tiešsaistē atrodamo informāciju, un mēs mēģināsim savukārt uh, spēlēt savu lomu, mēģināsim samazināt šīs uh, informācijas izplatīšanu un paskatīsimies, kā cilvēki varētu palīdzēt um, atpazīt šīs nepatiesās ziņas. Battenkungs, FDD Lībe. Paldies, Klot. Jā, protams, ja mums šeit atgādina par referendumu, un ja Hillary Clinton būtu kļūst par prezidenti ASV, mēs vienkārši par to nerunātu, jo tas vairs nebūtu nekāds problēma jautājums. Es gribētu atsau, uh, uzdot jautājumu Basetas kundzei, kas ir no vēlēšana komisijas. Uh, Vasits kundze aprakstīja, kāda ir komisijas loma, proti, tai vajag īstenot noteikums attiecībā uz finansējumu Un, un tāpat arī jautājums, vai ziedotāji ir pieļaujami. Ir tikai divi kampaņu vedēji, kas izmantoja tradicionālākas metodas. Pirmkārt, valdība iztērēja gandrīz 10 miljonus mārciņu bukletam, kas eh, nonāca katrā maisaimniecībā, un tur tika izklāstīta tikai viena argumenta puse, proti balsot pret. Un eh, tāpat arī eh, bija šie ziedotāju reģistri. Otrais par ārvalstu iejaukšanos referendumā. Prezidents Obama īpaši viesojās apvienotajā karalistē, lai ietekmētu referenduma rezultātus, proti, lai balsotu pret izstāšanos. Miljoniem dolāru tika tērēti šai vizītei, un vai šī summa tika reģistrēta kā ziedojums, un kā prezidents Obama var tikt pieļauts kā ziedotājs? Labi, sākšu ar pirmo šīs valdības buklets. Tas eh, tika sagatavots pirms eh, desmit nedēļu tērēšanas perioda, un līdz ar to to nevajadzēja iekļaut uh, rēķinos. Mēs uh, mēģinājām iestāties par garāku vēlēšanu periodu, kas iekļautu šāda veida aktivitātes, bet uh, referenduma situācijā šīs konkrētais pasākums tika uh, veikts pirms um, kampaņas perioda. Protams, mēs sekojām līdzi arī visām aktivitātēm kampaņas periodā, un šeit visas aktivitātes tika reģistrētas. Molijas Skota Kato. Es arī uzdošu jautājumu Klērai Basetai. Jūs esat uh, pabeiguši savus ziņojumus par nelegālo um, sadarbību Brexit uh, referendumā Es gribētu zināt, kādā veidā tieši šīs liecības ir iekļautas. Es gribētu arī atgādināt, ka šeit ir runa par Borisu Džonsonu, ārlietu ministru un Maiklu Govu, kas ir vīdes ministrs. Protams, ka šīs liecības ir ārkārtīgi svarīgas. Ja tērēšanas eh, mm, noteikumi ir mm, pārkāpti, tad šķiet, ka nekādas mandāts nebija. Es gribētu zināt, vai šis ziņojums ir pabeigts un kad tas tiks publiskots un ko jūs varētu darīt, uh, attiecībā uz uh, informācijas noplūdi pirms publikācijas. Ir panīgi skaidrs, ka sabiedrībai par to ir jādebatē, un uh, šīm debatēm ir jānotiek pirms uh, tiek pieņemts lēmums par izstāšanos, un šķiet, ka šī izstāšanās notiks uz nestabila mandāta pamata. Ja mums ir šāda politika, un tur mēs skaidri izklāstām, kādā veidā tiek veikta izmeklēšana un kā tiek publiskot izmeklēšanas secinājumi. Tad, kad mēs esam gatavi pieņemt lēmumu, mēs nododam visu vajadzīgo informāciju mm, iesaistītajām pusēm un 28 dienu laikā var sniegt eh, liecības. Un eh, mēs ņemam to vērā mm, pirms mēs izdarām secinājumus. Tikai pēc secinājuma izdarīšanas mēs visu publiskojam un uh, izmeklēšanas ziņojumos tiek viss detalizētāk izklāstīts. Par izmeklēšanām, kas notiek, mēs nesniedzam komentārus. Tā ir skaidra vēlēšana komisijas politika, un es uzskatu, ka tā ir pareiza politika, jo tas ļāms izvairīties no karstām debatēm. Patiešām žēl, ka tiek izplatītas baumas par to visu. Es īsti nezinu, no kurienes nāk šīs baumas, jo īpaši ir runa par datiem, bet es um, jau teicu, mēs esam šajā procesā un uh, pašlaik esam tieši šajā 28 dienu periodā. Vai var uzdot vēl papildu jautājumu? Tātad jūs teicāt, ka jums nav pilnvaru vēst izmeklēšanu par Cambridge Analytica. Ja tā tas ir, tad kuram tad ir šīs pilnvaras? Vai jums ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai vērstos pret vēlēšanu procesa kompromitēšanu? Kādas pilnvaras jums ir vajadzīgas un kādas citas organizācijas varētu uh, uzdot šos jautājumus, šos jautājumus, uz kuriem jūs nevarat atbildēt pilnvaru trūkuma dēļ. Jā, mums ir pilnīgi skaidrs, kāda ir mūsu kompetence un kādas ir mūsu pilnvaras. Uh, Informācijas komisijas birojam ir citas pilnvaras un arī cita kompetence. Ļoti daudz, ko šodien dzirdējām, kas attiecas uz datu aizsardzības likumu pārkāpumiem. Šī izmeklēšana notiek un visticamāk rezultāti tiks publiskota drīz. Šeit nav runa par to, ka vēlēšana komisijai trūkst pilnvaru. Te ir runa par to, ka ir vairāk regulātori, kas strādā kopā un risina ārkārtīgi smagus jautājumus. Kā jau es minēju, Mūsu izmeklēšana attiecas uz to, no kurienes nāk nauda, kā tas viss tika finansēts, bet tā kā šī izmeklēšana vēl notiek, tad es nevaru to komentēt. Paldies. Papildu jautājumu principā ir aizliegti, bet ir gandrīz necilvēciski to pilnīgi aizliegt. Vienkārši lūdzu jūs sapratni ir tik gārlaicīgi, iet tikai pēc saraksta. Vismaz attiecībā uz jautājumu atbildēm tas ir uzlabojums. Es gribu tiešām pateikties mūsu uh, runātājiem Džolam Kaplanam un Klērai Basetai. Un paldies deputātiem par pacietību un disciplinētību. Un tūlīt ķeramies pie trešās sesijas. Es zinu, ka ir gara sesija. Mums ir deputāti, kas ienāk zālē. Gribu tikai pieminēt, ka nākamajā sesijā, sesijā mēs sāksim 18.15, lai ļautu deputātiem, kas ir atbraukuši, eh, ienākt zālē. Tātad īsts pārtraukums, lai panelisti varētu sasēstie, sasēsties. Lords Alans, Maks Šrems, Urzula Pahla un Stīvs Pērsers. Šo sesiju vadīs Jozefs Vaidenholcers. Paldies mūsu AFKU komitejas vadītājai Danutai Hibnerei. Paldies, Danuta.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 So, good, uh, good after. Labdien! Uh, mēs ķeramies pie savas uzklausīšanas pēdējās daļas šodien. Mēs šo sēdu organizējam kopā ar ITRES, sveicu savu kolēģi Paulu Rībigu, uh, došu viņam vārdu uz divām minūtēm, bet pirms es to daru, vēlos stādīt priekšā panelists Pērsarkungs, kas ir Enīsas eh, operācija daļas vadītājs Pahlakundze, Beuk ģenerāldirektora Šremskungs, privātuma aktivists un jurists no Austrijas, un Ričards Ēlens, Facebook eh, politikas risinājuma viceprezidents eh, Paul. Dodot tev vārdu. Paldies! Mans kolēģis Džou Vaidenholcers eh, ļoti disciplinēti jau no runāšanas laika arī es centīšos to darīt. Esmu ITR komitejas deputāts, esmu arī STO vadītājs, kas eh, Eiropas parlamenta eh, grupa, kas atbild arī par pētījumu juridisko pusi. Mums ir svarīgi saprast, kā uzticēšanās instrumenti varētu viņu kvalitāte varētu tikt uzlabot. Līdz šim mūsu ierīces vairāk vai marāk dara to, ko trešās puses vēlas, lai tie darītu. Un mūsu jautājums ir, kā mēs varam uzlabot patērētāju iespējas gādāt par savas identitātes aizsardzību. Tātad, kādu garantiju mēs saņemam par savu virtuālo identitāti, vai arī kā mēs to varam sargāt. Ir ļoti vienkārši ident virtuālu identitāti virtu viltot, un ja tas notiek, kā es tad varu saglabāt kontroli pār saviem datiem, kā es varu uh, izdzēst uh, viltus ziņas no, sociālajie, eh, no sociālajiem medijiem, lai būtu pārliecināts, ka es kontrolēju savu identitāti, savu virtuālo identitāti un tās aktivitātes un ka es varu pilnvarot trešo pusi, kas vēlas izmantot manu identitāti vai manas zināšanas. Kā mēs varam vērsties pret e, avatāriem? Mēs zinām, ka avatāri var identitātes spēj nokopēt tās viens pret vienu un otrkārt. Vai mums varētu arī būt Eiropas Sanībā kāda iestāde, kas sargā mūsu virsu, virtuālo identitāti? Paldies! Mūsu pirmais runātājs būs Stīvs Pērsers. Eh, dodu jums vārdu. Paldies priekšsēd. Uh, lab vakar un paldies par uzaicinājumu šo sanāksmu. Varbūt eh, jūs būsiet vīlušies, bet mēs galvenokārt nācām šeit klausīties, jo īpaši pēc līdzinējās debatas klausīšanās mani pārsteidz, cik Eh, maz no tiem jautājumiem, kas ir, tika apspriesti, ir mūsu darba programmā iekļaut. Un tas jau ir vēstījums pats par sevi. Lielākā daļa jautājumu, par ko tika runāt šo pēcpusdienu, nemaz nav mūsu mandātā. Tas ir tiešām jāmaina nākotnē, un tas ir mans vēstījums jums jo jūs esat tie, kas var mūsu darbu, uzdevumus, mandātu eh, mainīt. Eh, aicinu jūs to darīt. Un daži komentāri no mans puses, bet es labprāt arī atbildīšu jūs jautājumus. Sāksim ar pozitīvo. Internets un sociālajie mediji noteikti ir snieguši jaunas iespējas demokrātijas, brīvības un Eiropas saimnes vērtību izplatībai. Neaizmirsīsim to šajā debatē, jo viss ļaunākais, kas varētu notikt, būtu uh, ka mēs visādi ierobežojam e, sociālos tīklus e, un to pozitīvo iedarbību pēdējo desmit gadu gaitā, ko esam redzējuši. Sociālajiem mēdiem bija būtiska loma Arābu pavasarī 2011. gadā, Ukrainā 2014. gadā un 2009. gadā, un katrā no šiem gadījumiem Vēstījums bija tāds, ka vārds ir e, spē, e, spēcīgāks par zobenu, un tas noteikti ir pozitīvi vērtējums e, raugoties no Eiropas viedokļa. Bet tas, ko mēs tagad redzam, ir šie vecie draudi, kurus jau esam pazinuši daudzus gadus, bet redzam arī jaunus draudus, ja tā vēlties teikt. Proti, tie zināmā mērā ir pat draudīgāki nekā tradicionālie vīrusu uzbrukumi un uh, datormanipulācijas. Uh, senāk bija tā, ja jūs uh, bijāt pakļaut manipulācijām, jūs to sapratāt, bet tagad mēs runājam par uh, vildziņām, personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, finanšu dempingu un. Runājot par jauniem riskiem, tie ir ļoti slēpti grūti pamanāmi. Daudzos gadījumos jūs pat nepamanīsiet, ka jūs tiem esat pakļauti vai arī e, kļūšu tiem par upuru. Tas apdraud digitālo vidi, tas e, ietekmē e, uzticēšanos digitālajā pasaulē. Ja š, e, uzticēšanās nebūs vairs digitālajā vidē, tad tā var arī neizdzīvot, vai arī, ja izdzīvos, tad ne tādā veidā, kā mēs to vēlamies redzēt. Tas ir tātad ļoti nopietns apdraudējums. Runājot par uzticēšanos. E, Eh, ar to vien nepietiek. Eh, noteikti tas ir nepieciešams, tā ir nepieciešama, bet ar to nepietiek. Un te arī eh, ir runa par kiberdrošību, un te ir Enisas mandātam savu daļa. Kiber E, drošība ir e, e, piekļuvs datiem ierobežošana uz zinām principu pamatu, kas var arī mainīties no atkarībā no konteksta vai situācijas, bet tas arī sarežģīja kiberdrošību, jo kontekstam ir ļoti liela nozīme kiberdrošības sakarā. Un tas nemaz nav viegli izdarāms. Dažās situācijās E, kiberdrošība var arī uzlikt ierobežojumus attiecībā uz datu izmantošanu, bet sliktā ziņa ir tāda, ka ja dati tiek izņemti no sistēmas konteksta, kas bija domāti tās uh, e, e, apstrādē, uh, principā vairs nekā nevar darīt. Tiklīdz dati ir uh, apritē, tie ir apritē. Un tā arī ir, piemēram, ar Cambridge Analytica un ar visiem mūsu datiem, principā, laika gaitā arvien vairāk Viena no galvenām mums problēmām pat labā ir datu vākšana un izplatība internetā. Tā ir ļoti plaša un to grūti kontrolēt, un gandrīz tas nenotiek, bet tam jāmainās. Atgādina, tik līdz dati ir apritē, tie ir apritē un tos kontrolēt e, pēc definīcijas ļoti sarežģīti. Protams, e, e vispārējā data aizsardzības regula neļauj e, datus apstrādāt bez piekrišanas, bet kā jūs varat vērsties pret kaut ko, ko jūs pat neapzināties, ka tas notiek? E, Atgriežoties pie drošības, visdrošība eh, ir trīs faktoru kombinācija - cilvēki, procesi un tehnoloģijas. Kopumā es sacītu, ka viena no kļūdām, kur esam pieļaujuši pagātnē un arī joprojām pieļaujam, ir tāda, ka mēs daudz pārāk lielu uzsvaru liekam uz tehnoloģijām. Padomāsiet, eh, daudz no lietām, par kurām mēs šeit runājam, ir e, eh, saistīt, piesaistīts procesiem un cilvēkiem. Tas, ko mēs jau redzējām, bija process, Uh, izgāšanās. Uzņēmumam tika uh, nu, nodrošināt pārāk lielu piekļuvu datiem un uh, atļauts tos negodprātīgi izmantot. Un te runa arī par politiku. Ko mums dod politika, ja mēs to nepiemērojam? Protams, ir ļoti grūti piemērot politiku tik daudziem lietotājiem, bet tāda ir dzīve. Mēs runājam par ļoti lielu, ļoti bagātu uzņēmumu, un tam jāmainās vienkārši, vai ne? Un viens no vēstījumiem, eh, eh, kam jāizskan, ir, ka eh, iespēju un risku līdzsvaram ir jāmainās, bet ne tik ļoti. Varbūt mēs nevaram visu kontrolēt, kas notiek internetā tik lielā mērā kā citās jomās, bet joprojām pastāv pienākums gādāt par to un internetspēlētājiem ir šeit atbildība. Atgriezīšos pie sākumā teiktā. Te nav runa tikai par procesiem, bet arī par uzticēšanās eh, zaudējumiem. Tas var būt arī nāves spriedums eh, internetu uzņēmumiem. Runājot par eh, vispārējo datu aizsardzības regulu, mūsu skatījumā tā ir ļoti ambicioza, svarīga un cerams ļoti noderīga likumdošanas tāda daļa Nu, tagad mēs runājam jau par e, vispārējais datu aizsardzības regulas piemērošanu, kar, kurai noteikti jākļūst efektīvākai. Un es atkārtošos, pasauli mainās. E, problēmas, ar kurām mēs saskarāmies šodien, e, nav vairs tās pašas kā tās, e, kuras mēs redzējām, kad NST tika izveidota, bet tas nenozīmē, ka mēs nespējam tās risināt. Varam, protams, vēlēšanu ietekmēšana. E, Eh, vai nozakšana, vilnas ziņas, digitāls identitātes un visi šie jautājumi, eh, ar kuriem ENIS var strādāt. Un jums ir iespēja mainīt ENIS mandātu, jūs esat viena no ietekmīgākajiem spēlētājiem. Un pat ja mēs esam mazs spēlētājs, ENISas um, nolīkumā ir 14. pants, kas ļauj institūcijām un dalību valstīm uh, ENISā vērsties ar īpašiem lūgumiem. Uh, lūdzu, izmantojiet šo iespēju. Tas ir lielisks mehānisms, kā mēs varam īstermiņā kaut ko ļoti lielu potenciālu paveikt. Tātad paldies, paldies par iespēju uzstāties un paldies, ka klausījāties. Paldies arī jums. Mūsu nākamā runātāja ir Ulzola Pāhala. Beuk ģenerāla direktora vietniece, kas ir Eiropas patērētāju uh, aizsardzības organizācija Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, labdien! visapkārt. Es sākšu ar to, ka skaidrs, ka viss, ko š, kas šī skandāla gaitā nāk gaismā, tātad Facebook un Cambridge Analytica, tam vajadzētu būtiski ietekmēt, un tas arī ietekmē e, patērētāju uzticēšanos. Skandāls ir ietekmējis patērētāju uzticēšanās ne tikai attiecībā uz Facebook, bet attiecībā uz visu digitālās ekonomikas arhitektūru. Un tas arī jāņem vērā. E, analizējot situāciju. Pat labāk ir tā, ka datu izmantošana ir galvenais internetā pē, e, uzņēmuma pēļņas avots, un nav šaubu, ka e, tika, ne tikai Facebookā var notikt datu negodprātīga izmantošana, bet visā internetā, visās platformās. Tātad patērētāja tiesība aizstāvji uzskata, ka mums šeit nav vajadzīgā caurspīdīguma un mūsu dataizsardzība un privātuma tiesības e, lielākoties vai bieži tiek pārkāptas. Otrakārt, vēlos uzsvērt, ka nav runa tikai par uzticēšanos un atvainošanos, ja ir pārkāpta uzticēšanās, bet ir runa par mūsu pamatiesībām, kuras tiek pārkāptas. E, Tas parādījās Facebook Cambridge Analytica skandālā, un tas nebija tikai uzticēšanās pārkāpums, bet arī likuma pārkāpums. Facebook gadījumā uh, ieņemam ja pa pamatu Facebook oficiālos paziņojums, tas skār 2,7 miljonu eiropiešu. Un man nedaudz pārsteidza šodien dzirdētais, ka dr. Kogans nesot šos datus nekam nodevis, tas tā tad eiropiešus nesot skārs, te ir pretruna, es nezinu, kā to skaidrot, tas drusku atkārt atgādina man Volkswagen. Viņa atkārto, atvainojas un sacīja, ka tāpat viss bija likumīgi, ko viņa darīja Tātad eh, šeit runa par to, ka dati bez eh, patērētāju piekrišanas eh, ir tikuši pārdoti trešām pusēm un izmantot pavisam citiem mērķiem, kā sākumā noteiktam mērķim. Mēs runājam par Cambridge Analytica gadījumu. Mēs zinām, ka starplaikā arī tas ir apstiprināts no Facebook puses, ka uh, Viņi jau ir vairāk nekā 200 aplikācijas apstādinājuši eh, vai to darbību, kas potenciāli eh, datus negodprātīgi izmanto. Mēs runājam tikai tātad par aizbēd redzamo daļu. Ja jūs izmantojat Facebook, tad mēs būtu diezgan pārliecināti, ka kaut kad jūs dati ir tikuši nopludināti. Un pat ja neesat Facebook lietotāji, jūsu dati iespējams ir kaut kādā vērā bijuši skārti. Tātad Facebook diezgan ilgu laiku ir Um, diezgan viegliprātīgi savus datiem piekļuvu nodrošinājuši trešām pusēm, un Facebook arī nav spējis aizsargāt uh, patērētāju tiesības, lai situāciju labotu. Uzņēmuma atbilde līdz šim nav bijusi apmierinoša un uh, ir sniegt atvainošanās un veikts dažas kosmētiskas pārmaiņas šai platformā. Mūsuprāt, ar to uh, nepietiek. Ir uh, notikušas izmaiņas privātuma politikā, varētu domāt, ka tas ir tiešā uh, saistībā ar skandālu, bet Eiropā tas lielākoties gan attiecas uz uh, vispārējo datu aizsardzības uh, regulu un tā spēkā stāšanos, un vai šī regula tiešām attiec uz pašreizējo politiku ir apšaubāms, bet mums ir vajadzīgas būtiskas pārmaiņas, nevis uh, kosmētiskas pārmaiņas. Ir jāmaina uzņēmēja darbības modelis, platformas struktūra un tas uh, pats uh, sakāms arī par. Uh, pamat uzņēmēja darbības modeli un nauda, pe, naudas peldīšanas veidi internetā. Uh, Un uh, līdz uh, tam brīdim, šāds pārmai, kad šādas pārmaiņas nav notikušas, ir grūti patērētājiem uzticēties šiem uzņēmumiem. Un ko par to visu domā patērētāji? Ir veikts pētījums par patērētāju datu izmantošanu nākotnē. Patērētāji arvien uh, patērētājiem nav pārliecības par to, kā platformas izmanto šos datus un vai vispār ir iespējams kaut ko darīt, lai vērstos pret negatīvo praksi. Un uh, patērētāji apzinās, ka um, viņu neapzināta rīcība var pašiem nodarīt kaitējumu, un, uh, diemžēl, uh, patērētāji nolaiž rokas. Ir daudz jautājumu, bet uh, Facebook joprojām lieto, un ir cilvēkam tas vispār nerūp. Bet, ja arī rūp šī situācija, tad ir vienkārši alternatīva trūkums sajūta, ka nav iespējams neko darīt. Un nav arī Facebookā tam nekādu alternatīvu šobrīd tirgu. Protams, skandāls ir atvēris acis, patērētāji sāk vairāk apzināties situāciju, tas ir labi. Bet Cambridge Analytica un Facebook skandāla ietvaros ļoti maz ir runāts par to, kāds kaitējums ir nodarīts patērētājiem, jo tieši viņu dati tika izmantoti. Un tādēļ šodien Bēļģijas, Itālijas un Portugāles uh, patērētāja aizsardzības organizācijas ir uh, iesnā, iesniegušas kolektīvu prasību pret uh, Facebook. Tātad vispirms tas ir izdarīts Bēļģijā un uh, pāris dienu laikā arī šīs divas organizācijas to darīs. Beļģijā jau 20 tūkstoši personu atbalsta šo akciju, un viņi prasa kompensāciju izmaksāt ne tikai tiem, kur ir cietuši no uh, Cambridge Analytica, bet viņi pārstāv visus Facebook lietotājus manis uh, skaidroto iemeslu dēļ. Uh, kiberdrošība arī ir taistīta ar privātumu, tātad uh, datiem ir jābūt uh, aizsargātiem, uh, uh, jāpasargā no nevēlamas iejaukšanās un nevar uzticēties pakāpojums nedēļām, ja drošība nav garantēta. Bet Cambridge Analytica nebija kiberdrošības jautājums, tas vienkārši bija gadījums, kad Facebook ļāva trešām pusēm piekļūt datiem. Jautājums kādas, kāda ir pienākumi e, garantēt drošību. E, veicot aptaujas par patērētāju noskaņojumu, viņi e, arī attiecībā uz drošības pārkāpumiem, nu, ir rezignēti. Viņi arī nesaprot, ko tas īsti nozīmē, un arī uzņēmumi nesniedz nekādu atbalstu, ne arī valdība sniedz šādu atbalstu, lai uh, pārbaudītu, vai šie dati vienkārši ir nozakti, vai pat ir pārdoti, vai kā citādi publiskoti. Tātad pēc šādiem uh, uh aiz uh, privātuma pārkāpuma nav zināms, kas ar datiem ir noticis. Mēs eh, zinām, ka šādas ierīces būs visās mājasaimniecībās drīz, un tās ne tikai izspiego lietotājus, bet eh, var iet vēl tālāk. Un Eiropas komisija ir palaidusi garām iespēju pieņemt saistošu tiesību aktu, jo šobrīd ir uh, piedāvāti tikai brīvprātīgi pasākumi, kuri nekādus uh, pienākumus neuzliek attiecībā uz drošību un uh, savienotiem, uh, savienotām ierīcēm. Un mēs nevaram vienkārši paļauties uz pašregulāciju un uzņēmumu labo gribu. Ir nepieciešama stingra likumdošana. Un uh, noslēgumā uh, vēlos uh, teikt eh, vēl pāris punktus. Pirmkārt, patērētāji ir jāatbalsta, lai panāktu spēku līdzvaru attiecībā uz datu izmantošanu. Ir pieņemta GDPR, tas ir labs pasākums, bet ir nepieciešama vēl papildu pasākumu. Mēs domājam, ka šai regulai būs ļoti pozitīva ietekme, bet tā ir arī jāīsteno. Un es uh, piekrītu Jāneks Kunz teiktajam par uh, mm, mehānismiem, kā vērsties pret pārkāpumiem, kas notiek Eiropas vai globālā līmenī. Un Facebook gadījumā ir jāskatās ne tikai uz Facebook anali eh, uz um, Cambridge Analytica skandālu, bet ir jāveic izmeklēšana arī par pašreizējo privātuma aizsardzības praksi un jāpanāk, lai jaunā GDPR regula tiek piemērota. Ir uh, veikts pētījums par digitālās reklāmas tirgu kompensāciju izmaksa patērētājiem par datu neatbilstošu izmantošanu, tai jābūt pašsaprotamai. Un uh, mēs arī aicinām atbalstīt iespēju iesniegt kolektīvas prasības. Un beidzot, mums ir uh, vajadzīgi uh, stingrāk uh, stingrāki pasākumi attiecībā uz platformu sniegto pieeju datiem trešajām mm, pusēm. Protams, šobrīd ir uh, Facebook paziņojis, ka viņiem bija sava politika, Cambridge Analytica bija sava uh, politika, ir jāprasa lielāka atbildība no šiem uzņēmumiem. Uh, ir uh, tā tad jābūt iespēja iesniegt prasības un kolektīvās prasības uh, Eiropā un visās uh, dalībvalstīs ir jābūt spēcīgai pilsoniskai sabiedrībai. Diemžēl tas tā šobrīd vēl nav. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs Maks Šrems. Labdien, paldies par uzaicinājumu. Jāsaka, ka es ļoti gaidīju šo ielūgumu. Un man liekas, ka debats Eiropas parlamentā tik tiešām ir visinteresantākās. Ja mēs runājam par sekām, domāju, ka ir problēmas uzticēties Facebookam un iestādēm. Iemesls, kāpēc gaidīju šo diskusiju ir tāds. Mēs jau zinājām par visu to 2011. gadā, mēs jau tam visam izgājām cauri, un īpaši interesanti, ka Ričards Alans darbojas šajā panelī, jo 11. gadā mēs jau debatējām par ar problēmām, par aplikācijām, un septiņas stundas notika šī tikšanās uh, Vīnē, un, uh, un lai šīs uh, Un tas, ka šīs debats notiek tagad, ir principā absurdi. Un ja mēs tagad septiņus gadus vēlāk konstatējuši esam beidzot, ka nu, ir problēma, tad kāpēc mēs tik ilgi gulējām? Es domāju, ka tas noteikti bija Facebook un iestādes, kas uh, gulēja un neko nedarīja. Varbūt man vispirms vajadzētu paskaidrot, kas uh, ir noticis. Tātad uh, Facebook nosūtīja uh, datus kā Facebook Ireland aplikācijai, kas uh, tā laikā, cik es saprotu, bija apvienotajā karalistē. Tātad šis eh, nosūtīšanas fakts ir ārkārtīgi svarīgs eh, datu aizsardzības regulas izpratnē. Un jautājums, vai tas vispār bija legāli? Un 11. Eh, gadā mēs iesniedzām sūdzību. Man tā ir līdz trīs lapas puša gara, un tur bija rakstīts, ka nebija dota piekrišana, un nekādā veidā Facebooks nevarēja kontrolēt, kas notiek ar šiem datiem. Un šie bija tie divi dati, kas tik tiešām radīja šo problēmu. Vēlāk kā tika konstatēts ar Cambridge Analytica. Uh, Es eh, pirms 15 gadiem to nezināju, bet izrādās, jā, tiešām tā bija šī problēma. Tā laikā bija 20 eh, miljoni. They... Eh, lietojam katru dienu, un tāpat arī citi dati vēl tur tika izmantoti. Mēs ieprogrammējam aplikāciju. Man ir 20 tūkstoši datu komplektu no Facebook, nekas nelegāls, bet uz savu datoru es varētu darīt, eh, principā, torti šiem datiem, ko man neviens nekad nav prasījis. Es varētu šos datus pārdot, neviens nekad to nekonstatētu tā tad. Un nav runa par vienu aplikāciju, bet varbūt par simtiem aplikāciju, kas darīja līdzīgas lietas. Tā tad. Mēs, principā, vienkārši virzījāmies uz priekšu. 6, 7, 10, 17, 25 pāns direktīvā. Eh, šeit ir skārti, visi tie tika uzskaitīti seks visam bija tādas, ka mums bija ziņojums 11. gadā, kas man arī ir līdz, tur ir pāris labs puses eh, par aplikācijām un īrijas datu eh, aizsargs eh, nelēma par 8, 7, 10 pantu, bet izteica rekomendācijas labākai privātuma politikai. Teiksim, pārbaudot, ka saiknes ar privātumu politiku aplikācijās bieži vien bija tādas pilnīgi um, nedarbojošās, bet uh, nu, tajos laikos netika domāts par uh, juridisko pamatu uh, šādai situācijai. Facebook teica, ka viņi paļaujas uz savu vienošanos, ka uh, Viņiem ir vesela komanda, kas to visu pārskata jau 11. gadā, bet, nu, tur uh, Cambridge Analytica it kā netika piesaukts, un Eh, principā notika šī datu kopīga izmantošana, izmantojot platformu sociālo dimensiju. Tātad, ja netiek prasīta datu kopīga izmantošana, no nu, tad to mēs saucam par sociālu datu platformu. DPC teica, ka eh, Facebook darbība ir uzlabojusies, privātuma politika tiks eh, kompensēta un. Uh, DPC tajā laikā identificēja problēmu, ka ir aplikācijas, kas varētu nodot datus citiem. Tātad tas bija 11. gads decembris. Pēc tam mums bija tikšanās ar Ričardu Alanu 12. gadā un ir šīs sanāksmes protokols. Un tajā laikā Ričards, kurš eh, Ričards norādīja, ka viņi domā, ka pastāv vispārīga piekrišana. Tātad, lietojot Facebook, jūs piekrītat, ka kāds var aizsūtīt jūs datus kādai aplikācijai, un viņi atkal to var sūtīt tālāk. Tātad, nu, Dievs viņi zina kam. Un to viņi uzskatīja tādā laikā par tādu kā piekrišanas formu, kuru, kurai es tā kā nevarēju piekrist. Uh, Interesanti ir tas, ka bija runa arī par trešās puses piekrišanu, tātad, ka kāds it kā piekrīt uh, manā vietā, ka da, uh, dati tiek izmantot kādā aplikācijā. Nu, jāsaka, tas ir interesants uh, pieņēmums uh, kopš romiešu tiesību m, mm, pastāvēšanas. Un, principā, tātad bija norādīts, ka aplikācijas uh, regulē likums, ja tā ir izstrādāta aplikācija Ziemeļkorejā, tad to regulē Ziemeļkorejas likums un citiem nav nekā darīšana un lietotājiem jānodrošina, lai šīs aplikācijas uh, pieturas eh, pie, pie likuma. Nu, es nezinu, kā, teiksim, nu, astoņgadīgs cilvēks bērns var konstatēt, vai šī aplikācija atbilst likumam vai nē. Un tālāk 2012. gads. DPC īru datu aizsardzības komisija teica, ka Facebookam vajadzētu pārskatīt šo problēmu un rast risinājumu. Tas bija 2012. gads, tātad pirms sešiem gadiem. Un Facebooks atbildēja, ka viņi tagad palaiž, pa, pa, paļaujas uz uh, lietotājiem. Tātad, uh, lai kāds lietotājs tagad, nu, tad uh, konstatē, kas notiek ar Cambridge Analytica un lai viņiem ziņo. Nu, es domāju, ka tā varbūt nav tā labākā situācija. Es domāju, tas parāda pāris lietas pirmām kārtām, ka ka tas bija tāds ļoti spēcīgs un acīm redzams likuma pārkāpums. Nedomāju, ka Facebook šobrīd līkojas īpaši savādāk, viņa produkti ir mainījuši, bet citi produkti ir tādi paši. Mēs redzam, ka iestāde šajā gadījumā novērsās. Viss eh, šis process notika trīs gadus, jo īru datu aizsardzības komisārs man vispār nedēva rakstisks atbildes no Facebook, tā tad mūs izslēdz no procesa. Uh, Domāju, ka interesants ir šīs eh, eh, datu aizsardzības regulas izmaiņas, ko tas izdarīs. Ja jūs lasat privātumu politiku, un ko jau mēs te runājam iepriekš, ka, piemēram, naudas gūšana no jūsu datiem ir leģitīmās interesēs, eh, teiksim, izmantot datus reklāmai tad man rodas jautājums, vai tas vispār kaut kādā veidā saistās ar GDPR par datu aizsardzības regulu un likumīgumu principiem. Interesanti būs uzzināt arī, vai arī lietotāji varēs eh, izmantot, īstenot savas tiesības, jo paties griežos pie DPA, tādā gadījumā, piemēram, īrijā šāda darbība maksā miljoniem eiro. Un eh, šobrīd mums ir lieta eh, pret eh, Facebook, un tur jau ir desmit miljoni zaudējumi tam, kuram būs jāsadz tiesu izmaksas. Un visbeidzot, viens tāds vispārējais jautājums īsteno, mm, finansējums īstenošanai arī Eiropas Savienības līmenī, lai dažādas organizācijas varētu realizēt šos pasākumus. Uh, mums bieži vien ir tiesības uz papīra, bet tās nav reāli dzīvē īstenojamas. Nu, tā tad te nu es izpaudu savas eh, sajūtas un dusmas par um, datu aizsardzības um, regulas īstenojamību. Pavisam cits jautājums vēl ir par atvērtiem tīkliem. Open Networks mums ir uh, tirgus. Uh, Neizdevusies tirgus situācija un Eiropa atvēra tīklus, vai nu telefona, gāzes un elektrības tīklus, un uh, Interesanti, to atbalsta praktiski visas politiskās grupas, bet mēs neatveram tiešsaistes tīklus šobrīd. Un es domāju, ka ilgākā, tālākā nākotnē būs eh, tomēr zināms spiediens, ne arī tirgus eh, veiks savu uh, daļu. Un ilgtermiņā uh, tur būs citas opcijas attiecībā uz tiešsaistes tīkliem, kam būs jāsako ne tikai patērētājiem, bet arī kompānijām. Paldies! Uh, Paldies! Tagad uzstāsies uh, Lords Ričards Alens, kurš kopš 2009. gada strādā Facebookā politikas nodaļā tieši Eiropā. Viņš tātad varēs vairāk gaismas liet uz šo jautājumu. Paldies, paldies, priekšstādātāji kungs. Man arī ir ļoti liels gods uh, būt te kopā ar Maksu un citiem. Uh, Un man gan ir arī nedaudz cits redzējums uz visu uh, šo pasākumu. Mēs esam uzņēmums, kas labprāt ieklausās arī konstruktīvā kritikā un, protams, ja regulātori iesaistās privātuma risināšanā, tas ir tikai apsveicami. Ja mēs runājam par datu aizsardzības likumdošanu, nu varētu būt, ka mūsu viedokļi atšķiras. Uh, Mēs esam atšķirīgās uh, nometnēs, bet um, tas, protams, viss tiks izskatīts daudz smalkāk. Ja mēs runājam par kiberdrošību un patērētāju aizsardzību, es gribētu pieminēt uh, vairākus svarīgus jautājumus. Daudzi no jautājumiem skar arī tieši patērētāju uzticēšanos mūsu portālam, uh, mūsu sociālajiem mēdījam. Uh, Ja mēs runājam par to, lai uh, mūsu uh, pakalpojums neizmantotu kāds ar ļauniem nolūkiem. Tika pieminēti arī šie viltus konti. Gribētu teikt, ka attiecībā uz internetu izmantošanu ir ļoti daudz noteikumu, eh, kas eh, ļauj izvairīties no šādiem pārkāpumiem, nevar izveidot eh, neskaitāmus kontus un arī izvietot konkrēta rakstura informāciju. Ir cilvēki ar viltus identitātēm, kas taisa vairākus kontus, profilus Facebook, un viņiem nav pat tādu patiesu draugu un ģimenes, bet viņi mēģina sadraudzēties ar eh, patiesiem Facebook lietotājiem, ar tātad īstiem cilvēkiem. Kolēģi jau pirms tam minēja, ka mēs ārkārtīgi daudz līdzekļu investējam, lai eh, skatītos, kurš reģistrējoties pārkāpj mūsu svarīgākās normas. Ir arī dažādi standarti pārbaudes mehānismi, ir valstis, kuras uzskatām par augsta riska valstīm, no kurām ir veikti arī tādi ļoti izsmalcināti uzbrukumi. Mēs esam apzinājuši labākos kiberdrošības ekspertus, lai labāk varētu reaģēt uz šādiem uzbrukumiem nākotnē. Mēs, protams, nevēlamies par to runāt tā detalizēti, publiski, jo mēs nevēlamies arī varbūt mudināt vai rosināt šo hakeru fantāziju. Uh, Mēs esam eh, pat pārliecinājušies, ka noziedznieki un likuma pārkāpēji izveido ļoti realistiskus kontus cilvēkiem, eh, apstiprinot draudzību, pat nerodas aizdoms par viņu identitāti. Mums nākotnē, protams, ir labāk jāpārdāmā, ko darīt. Mēs redzējām, ka, piemēram, Ungārijas vēlēšanās bija eh, visai liels risks, ka būs krāpniecība. Mēs gribam no tā izvairīties. Ja runājam par viltus kontiem, mēs vēlamies arī vērsties pret tā, tā saukto scraping of data, kad indivīdi mēģina uh, apkopot uh, publiski pieejamu informāciju savās interesēs un arī negodīgos nolūkos ir ārkārtīgi daudz mehānismu, lai varētu to novērst. Ja runājam par Cambridge Analytica, mēs vēlamies lai varētu datus izmantot likumīgi, nevis uh, vienkārši lejuplādējot lietotni, lai tos varētu izmantot negodīgos nolūkos. Mēs esam izveidojuši īpašu drošības sistēmu. Mēs saprotam, ka ir cilvēki, kas vēlas lejuplādēt šīs sociālās um, lietotnes, jeb aplikācijas. Mēs negribam pieļaut kaitniecisku darbību un tajā pašā laikā nevēlamies samazināt piekļūs iespējas uh, šiem portāliem tiem cilvēkiem, kas tos uh, izmanto labticīgi. Mums, protams, ir jābūt arī ļoti atbildīgiem, mums ir jāskatās, kādas aktivitātes vispār uh, ir eh, veiktas mūsu portālā. Diemžēl viens no uh, lielākajiem noziegumiem joprojām ir uh, bērnu seksuālā izmantošana, šāda pornogrāfiska satura izvietošana internetā. Uh, Šāds materiāls allaž ir nelegāls, līdz ar to mums uh, nav nekādu vienkārši aplinkus uh, metožu. Šādi dati, šāda informācija nekavējoties nav, tiek bloķēta, tur nav pat nekādas niansenitības. Pret terorismu propagandu mēs izmantojam līdzīgus mehānismus. Uh, ir Eiropas Savienības interneta fórums, kur arī daudz uzmanības tam tiek veltīts. Mēs vēlamies arī pēc iespējas labāk uh, apzināt, kā ISIS un Alkaīda uh, mēģina informāciju internetā ielikt. Mēs vēlamies to pēc iespējas ātrāk izņemt, lai tā vispār nenonāktu tīklos, pārtvert to. Mēs vēlamies, lai mūsu pakalpojums uh, uzskatītu par demokrātiju uh, veicinošiem, nevis otrādi. Es uh, ieklausījos ar uzmanību arī komisārs Jūrovas vārdos. Mēs to visu ņemam vērā un uzskatu, ka a, esam panākuši arī progresu. Ļoti daudz tika runāts arī par tās sauktajām viltus ziņām. Mūsu ekspertu grupa a, strādā pie tā. Es esmu sazinājis arī ar komisāri Gabriels kundzi. Tas ir īstenībā viens no a, cietākajiem riekstiem, jo tas, kas vienam liekas viltus ziņas, varbūt kāds to izmanto savā politiskajā retorikā. Kā tad lūdzu atšķir to visu? Francija mēģināja pieņemt eh, likumdošanu šajā jomā, bet eh, pirmām kārtām ir jāidentificē šīs viltus ziņas, un eh, tad mums ir pret šo fenomenu apņēmīgi jācīnās. Tika pieminēts arī intelektuālais īpašums. Protams, nedrīkst nozaktu intelektuālo īpašumu nelegāli izplatīt mūsu platformā. Mēs ļoti rūpīgi to vērojam. Daži vārdi tagad par reklāmām. Par to tika runāts ārkārtīgi daudz šodien. Uzskatām, ka reklāma eh, trīmeklī eh, nu, nav nekas nepieņemams. Jūs varat piedāvāt savus pakalpojumus un produktus internetā. Arī MVU tas ir ļoti liels ieguvums jūs, piemēram, labāk tad varat arī uh, uzrunāt savu klientu, jo ne visiem ir uh, pa kabatai reklāmas biroja pakalpojumi. Mēs uh, redzam, ka ir tik ļoti daudz augstas pakāpes pakalpojumu, augsta līmeņa pakalpojumu pieejam par velti internetā, un tas šo digitālo plājusu samazina. Tā tad nav tādu, teiksim, sociālo atšķirību, kurš šos pakalpojumus var izmantot un kurš nē. Bet, ja mēs runājam par uh, citiem, uh, mm, pakalpojumiem, kas varbūt ir par maksu, tie jau atkal nav pieejami visiem bez izņēmuma. Ir eh, jāskatās, kā tad šo situāciju padarīt tādu viendabīgāku. Tiek arī apkopota kredītkarša informācija, cilvēku finansiālā informācija. Mēs, eh, protams, arī eh, šeit mēģinam ievērot pēc iespējas vairāk datu aizsardzību. Mēs sadarbojamies ar datu uzraugiem Eiropā, lai mēs varētu arī pēc iespējas ātrāk uzzināt par uh, neatbilstošu reklāmas izvietošanu, un ir arī vairāki pašregulējošie mehānismi, ko ir iespējams izmantot. Ja mēs runājam par klientu uzticēšanos, mēs nevēlamies uh, atļaut arī tādu maldinošu reklāmu un nepieņemamu reklāmu mūsu portālā. Ja runājam par reklāmu, tai ir jābūt caurskatāmākai. Kolēģi jau pirms tam pieskārās šim jautājumam. Caurskatāmība noderēs visiem, jebkuram uzraugam vai klientu aizsardzības jomā vai politiskajā lauciņā, lai varētu šādu negodīgu maldinošu reklāmu pēc iespējas ātrāk identificēt un izņemt no tīkla. Runāt par kiberdrošību, patērētāju uzticību, patērētāju aizsardzību, tie ir ļoti interesanti jautājumi, un eh, dažiem nav paprātam mūsu autentiskās identitātes politika, bet eh, patiesībā ieguvumi no tās ir lielāki nekā kaitējums. Mēs arī negribam, lai tiktu Facebook izvietots eh, nepieņemams materiāls. Ir arī bijuši politiķi, kas ir apmeklējuši mūsu birojas, un viņi pēc tam uh, E, jautā, ko darīt, ko darīt, ja ir e, nepieņemama informācija izmantota un izvietota Facebook vajadzētu būt iespējām, kā to pēc iespējas ātrāk izdzēst. Mēs e, vēlamies arī panākt, lai tie, kas ir labticīgi internetu Facebook izmantotāji, varētu to turpināt darīt godīgos nolūkos. Paldies! Paldies! Tagad būs laiks uzdot jautājumus. Kolēģi jau zina noteikums, katram ir pa minūtei. Un divas minūtes tiek dotas viesiem atbildēji. Jums ir uzreiz jāpasaka, kam jūs uzdosiet savu jautājumu. Mēs izmantosim šoreiz dehonta sistēmu. No 40 deputātiem es tagad zālē redzu 10. Rīkosimies, kā esam vienojušies. Kolēģi uzstāsies uh, attiecīgā secībā, un pirmais no ETP grupas Emils Radevs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos uzdot jautājumu Lordam Alanam Ričardam. Ja tiek izmantoti instrumenti, lai varētu garantēt uh, patērētāju aizsardzību, izmantojot Facebook pakalpojumus, vai Facebook var kontrolēt uh, savā portālā izvietotos datus? Mēs skatāmies, ka nē, un nav iespējams arī to pilnībā pasargāt no trešajām pusēm. Lūk, mans jautājums. Uh, Kā Facebook palīdz produktu attīstītājiem un uzņēmumiem, lai varētu pēc iespējas labāk klientu datus pasargāt no kiberuzbrukumiem? Atcerēsimies arī tek vienošanās pirmo un trešo pāntu, ko šī gada aprīlī parakstīja vairāk par 40 uzņēmumiem, tajā skaitā arī Facebook. Vai Facebook ir arī uh, izveidus dialogu ar uzņēmumiem, kas jau ļoti veiksmīgi aizsargās savu patērētāju uh, datus? Lūdzu, jums vārds atbildēja. Paldies, paldies par šo jautājumu. Vēlētos sadalīt savu atbildi divās daļās. Pirmām kārtām, ja mēs runājam par nozari, mēs uzskatām, ka mums ir jāuzņemas sava atbildības daļa, lielāki uzņēmumi, tādi kā Facebook, Google, protams, domā, kā apmainīties ar informāciju un pāraugu praksi ar citiem uzņēmumiem. Kiberdrošību nevajadzētu uzskatīt eh, par tādu jomu, kur jūs mēģināt eh, vai nu iedzīvoties vai konkurēt ar citiem. Nē, jums ir jābūt ļoti lojāliem arī ar eh, visiem pārējiem uzņēmumiem. Mēs mm, ar informāciju apmaināmies, cik vien tas ir iespējams, it sevišķi, ja galvenais mērķis ir drošība. Eh, klienti piekļūst sistēmai, izmanto datus eh, dažādās sistēmās, un, protams, mēs vēlamies, lai viņu dati eh, visu šo operāciju laikā būtu pasargāti. Un, ja mēs runājam par atbildību starp pirmo pusi un trešo pusi, Cambridge Analytica gadījums tagad tiek ļoti uzmanīgi analizēts. Ir, piemēram, citi, kas domā, ka vajadzētu konkrētiem lietotājiem liekt piekļuvi mūsu portālam, citi domā, ka to vajag vienkārši ierobežot. Katrs no mums visu laiku lejuplādē lietotnes un uh, Mēs gribam arī pēc iespējas vairāk informāciju par šīm lietotnēm, cik eh, daudz mēs eh, tā tad atklājam par sevi, cik daudz eh, informācijas arī būs pieejams trešajai pusē. Tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums. Mēs nevaram tā vienkārši portālus slēgt ciet, eh, un eh, tad mums varbūt pārmetīs eh, tādu negodīgu konkurenci. Mums ir jāsaprot, kā uzņemties katram savu atbildības daļu, lai dati ir aizsargāti, bet nevajadzētu arī, ja piemēram cilvēki nu, neko nelikumīgi internetā nedara, pārāk viņu dzīve apgrūtināt un radīt pārāk daudz ierobežojumu. Paldies! SD grupa Birgita Zipele. Paldies! Es tagad nemēģināšu atkal strīdēties ar Facebook um, pārstāvi. Ja, piemēram, tiek radīta lietotne, tas nozīmē, ka jūs varat piekļūt datiem neierobežot. Nu, tas ir vienkārši katastrofāli. Gribētu uzdot jautājumu Pahtlas kundzei. Daudzi izmanto digitālus pakalpojumus, pat īsti neapzinoties, ko tas nozīmē, kas notiek ar viņu datiem, kā notiek šī profilēšana. Viņi arī bieži vien uh, nesaprot, kā apzināt, kā atpazīt tādu viltus lietotāju profilu. Gribēju pavaicāt, ko jūs varētu darīt, lai īstenojot datu aizsardzības likumdošanu, pieņemtu vēl citus pasākumus, kas padarītu interneta lietošanu drošāku. Varbūt arī šo interneta mediju tādu labāku lietošanu, izpratni, eh, vajadzētu vairāk daudzināt un cilvēkus par to informēt. Vai ar datu aizsardzības organizācijām jums arī ir izveidusies eh, pietiekami laba sadarbība? Un, ja tā ir, kā tā norisinās? Paldies! Paldies! Paldies! Mē, atbilde. Protams, mēs ārkārtīgi daudz uzmanības pievēršam datu aizsardzībai, mēs domājam par privātumu, un klientiem ir jāapzinās, kā, kādi noteikumi ir jāievēro uzņēmumiem, ja viņi pērk viņu pakalpojums vai preces internetā. Privātumam allaž ir jābūt prioritāram. Uh, Šie principi ir jāīsteno tādā veidā, ka, piemēram, arī patērētājam ir izvēle, ko izmantot, cik daudz viņš par sevi izvēlas atklāt, un e-privātums ir ārkārtīgi būtisks patērētāju aizsardzības instruments ar vispārējo datu aizsardzības regulu vien nepietiks, it sevišķi runājam par reklamēšanu. Un es ceru, ka arī Eiropas parlaments darīs visu iespējamo, lai panāktu uh, šo noteikumu ievērošanu. Mēs esam arī uh, domājuši, kā labāk informēt sabiedrību, lai um, klienti, lietotāji apzinātos, uh, kā labāk sev pasargāt virtuālajā vidē, kā pasargāt savus datus un uh, Iestādēm arī ir saistības reaģēt uz patērētāju sūdzībām, un patērētāji par to ir jāinformē, jo, ja viņi zinās, ka nu, tas, tā ir tās ir viņu normālās tiesības, tad viņi arī, protams, aktīvāk arī iesniegs sūdzības. Informācijas kampaņas ir ārkārtīgi būtiskas, bet mums nevajadzētu varbūt būt pārāk aizbildnieciskiem, sakot patērētājiem, kā viņiem aizsargāt savus datus. Pirmām kārtām uzņēmumiem ir jābūt tiem, kas dara visu saskaņā ar likumdošanu un neizmanto kaitnieciski klientu datus. Facebook, eh, protams, tirgu ir dominējoša pozīcija un tirgu nav arī pietiekami daudz citu alternatīvu. Paldies, Isabel de Monte. Grazie, prezident. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Man ir jautājums par patērētāju tiesībām. Tātad eh, jautājumu uzdošu Lordam Alanam attiecībā uz viltus ziņām un uh, šiem uh, neīstajiem kontiem. Uh, vai nebūtu labāk, ja būtu autentifikācijas sistēma ar kaut kādiem kodiem, teiksim, kas tiek nosūtīti uz um, turētāju mobilo telefonu. Un pēc 2011. gada, kad uh, Eh, parādījās eh, ziņas eh, par šo sajukumu, par šiem datiem, nu, tad kāda bija reakcija Facebook iekšienē? Kāda bija šī Facebook iekšējā uzvedība, kādas, kāda pasākuma tika veikti un vai ir īsvaras iestādes kaut kādā veidā pārtrauc šo datu nodošanu? Paldies! Grazie! Paldies! Vispirms par uh, kontu pārbaudi. Mēs izmantojam mobilo uh, telefonu kodus kā uh, sekundāro identifikāciju, lai varētu pieslēgt, pieslēgties. Mēs uh, neprasām reģistrēties papildu eh, reālo informāciju, reālos eh, vārdus. Vienīgi, ja mums rodas aizdomas par to, ka tas varētu būt viltuskons, tad mēs šādu informāciju prasām. Varam nosūtīt jums papildu informāciju par to, kā šīs uh, sistēmas darbojas. Ja, piemēram, ir SMS uh, kods, uh, tiek prasīts, ja kāds cenšas piekļūt jūsu kontām no kādas nu, neparastas uh, vietas, teiksim tā. Un uh, no otras puses, protams, būtu nepamatot, ja mēs censtos atkal vākt papildu informāciju, prasīt telefonu numurs un tā tālāk par uh, to, kā regulātori varētu sadarboties ar mums. Nu, viens uh, variants var būt uh, pagaidīt, kamēr kaut kas noiet greizi, tad iesaistīties un sodīt. Otrs modelis ir interaktīvāks modelis, teiksim, tiek pateikts, kāds uzlabojums no mums sagaida, un tad mēs cenšamies rīkoties. Un šāda bija mūsu sadarbība ar īrijas datu aizsardzības komisiju komisiju. Uh, Tātad uh, saņemtās uh, sūdzības tika uztvērtas ļoti nopietni, un datu aizsardzības komisija ar mums sadarbojās ilgstoši. Tātad šis process virzījās turp un atpakaļ, varētu teikt. Angelika Mlīnera, Lināra. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, jā, liekas, ka Austrija ļoti plaši pārstāvēt šo pēcpusdienu. Varbūt sagadīšanās, varbūt ne. Gribu uh, turpināt Maksa Šrēma teikto. Nu, tas ir eh, pretrunā tam, ko dzirdējām visu pēcpusdienu, ka Eiropas dati nesot izmantoti Cambridge Analytica lietā, bet, nu, acīm uh, redzami ir tā, ka nu nevar apgalvot, ka tā tas nav bijis un gribētu uzdot jums jautājumu, Lord Allan, jo jūs piedalījāties šajā sēdē, vidz pēcpusdienu dzirdējāt Facebook oficiālo versiju. Un tagad viens tāds konkrēts jautājums. Esmu liberāle un mana partija ļoti nopietni uztver GDPR Un uh, es kā politiķe vairs vispār nevar izmantot WhatsApp, jo notiek datu ieguvē no mana telefona. Es gribētu tagad no jums dzirdēt atbildi, vai tā ir vai nav atbilde. Nu, ļoti uh, gribu uh, precizēt šo Cambridge Analytica situāciju. Bija uh, plašāki jautājumi, vai atsevišķas lietotnes aplikācijas uh, izmanto uh, ļaunprātīgi šos datus vai nē, bet Cambridge Analytica lieta bija ļoti specifiska. Bija noslēgts līgums ar GSR un Aleksandram Koganam bija uzdots veikt datus par amerikāņiem, lai izmantotu Amerikas uh, vēlēšana kampaņās un uh, 97% no tiem, kas Kogana lietotni ielādēja, bija arī amerikāņi. Un uh, tāpat laikā, tātad jāsaka, dati, kas tika nodoti Cambridge Analytica rīcībā, bija dati par amerikāņiem, jo tas tika prasīts ja arī uh, Cambridge Analytica mm, vai viņiem bija uh, dati arī par Eiropiešiem, lai izmantot vēlēšanu kampaņās Eiropā, nu mums šādu datu nav, uh, lai varētu atbildēt, jo vienkārši viņiem tika uzdots vākt datus par amerikāņiem, un kaut gan saka, viņš arī nodeva datus par amerikāņiem, un tas tā tas ir. Otrs jautājums mani pārsteidza, par ko vispār ir runa. WhatsApp ir viena no visdrošākajām aizsargātajām eh, lietotnēm, tur viss tiek kodēts, un neviens eh, ārpus Facebook un WhatsApp nevar eh, lietot jūsu, es atvainojos, lasīt jūsu ziņas Varbūt jautājumi par kontaktu sārakstu, par to var parunāt, bet par pamatdatiem, par sensitīviem datiem tie ir aizsargāti ar uh, kodēšanu. Jautājums maksam Šremam. Tātad uh, šie modeļi, kā ar. Uh, Uh, lietotnēm pelna naudu un ir uh, otrs modelis ar uh, autortiesībām pelna naudu globālajā, globālajā tīmeklī. Un šis sociālās, sociālie mēdīji bez nodokļiem uh, darbojas internetā, un mūsu reklāmdevējiem savukārt ir jāmaksā arī nodokļi, un kā mēs varētu Eiropas korporatīvo identitāti Uh, skai, juridiski precizēt uh, attiecībā uz šīm divām sistēmām atbildi. Nu, es nezinu, vai esmu uh, īstais, kam uzdot šādu jautājumu, bet, nu, centīšos tā tad. Ja kaut ko gribat atcerēties no šīs uzklausīšanas, tad gribu teikt, ka reklāmas tiešsaitē nevienmēr balstās uz datiem ja skatāmies kontekstā, tad ir piemēram pamata pamata reklāmā, mājaslapā, kas nebalstās uz datiem. Bet uh, šāda orientēta reklāma varētu būt tikai tad, ja ir pieejama visi dati par personu. Nu, televīzijas reklāma nav vērsta uz kādu cilvēku personiski. Un tiešsaistes reklāmās arī ir jāanalizē. Mums nav pieejami visi dati, bet ir arī jānoskaidro, kurš cik daudz no tā visa pelna. Es, piemēram, runāju ar uh, izdevēju, viņi saka, ka mm, tādi nevienām konkrēti neadresētas reklāmas viņiem pat ir izdevīgāk nekā tādas mikro līmenī personalizētas reklāmas, jo starpnieki Facebook un citi būtībā mm, no, nosmeļ lielāko daļu pēļņas. Un Ričards teica, ka mums vēl ir jādiskutē par trešo personu atbildību. Nu, tur nekas nav jādiskutē, tur 26. 28. pantā regulā viss ir atrunāts un tur vairs nav ko diskutēt. Mirjām Dālī nākamā uzdod jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir Šramsa kungam. Tātad likumdošanas interpretācija arī ir nozīmīga, runājot par Eiropas personālu. Un šī, lieta, šī tiesā izskatīta lieta uh, ietekmēs arī uh, situāciju Eiropas Savienībā jautājums, vai eh, līdz ar GDPR situācija mainīsies. Mēs eh, arī jums piekrītam, jo ne, mēs sev jautājam, vai ar GDPR pietiks, lai apturētu personas datu ļaunprātīgu izmantošanu vai nē. Un kā jūs skatāties uz e-privātu reformu, kas ir iestrēguši šobrīd padomē, un kā jūs skatāties uz uh, Uh, likumdošanas uh, regulējumu nākotnē un kādām ir jābūt galvenajām prioritātēm. Paldies! Paldies par jautājumu. Runājot par e-privātumu, es izstājos no debatēm, jo pēc pāris gadiem es vairs Briselu nevarēju paciest, bet mani baida uh, sistēma. Uh, kas nebūtu savienojama ar GDPR un uh, hartu kopumā. GDPR kad nu, tā bija pirmā reize, kad mēs iepazināmies ar lielu uzņēmumu privātumu politiku, ne tikai Facebook. Un Uh, mani nu, pārsteidz tas, ka viņi būtībā ignorē vai nav informēti par daudzām uh, lietām, uh, par ko mēs šeit diskusējam, diskutējam šai parlamentā, par, piemēram, piekrišanas piesaisti noteiktām produktam. Un šie uzņēmumi vienkārši uh, ignorē to visu, un uh, Facebook prasa piekrišanu, pretējā gadījumā pakalpojums izmantot vienkārši nebūs iespējams nu, uh, šo, šo lietas izskatīšanu tiesā, nu, izmaksas varētu būt 4% no pasaules apgrozījuma. Bet, nu, pieeja šobrīd ir tāda, ka GDPR tiek uh, ignorēta vairākos uh, svarīgos aspektos un viņi varbūt negrib pakļauties Eiropai, jo viņi baidās, ka tad pārējā pasaule arī sekos, bet šeit varbūt ir arī nezināšana vai būtībā ne, nevis tas, ka tas viss tiek kaut kā atšķirīgi interpretēts, bet vienkārši tas viss tiek ignorēts, un es domāju, ka šiem četriem procentiem mēs tomēr kaut ko panāksim, kaut arī mazie uzņēmumi baidās bet nu, tāds ir mans iespējas. Tādēļ mēs arī šīs um, lietas ierosinām, iesniedzām prasības tiesā. Nu, redzēsim, kā dažādas iestādes uz to visu reaģēs. Man liekas, ka reakcija dažādās dalībvalstīs arī būs atšķirīga. Reinards Butikofers. Lord Alan, jūs man sakaitinājāt ar savu šarmanto cinismu, runājot par to, ka ir dažādi uzskati par tādiem jēdzieniem kā informēta piekrišana. Tas nozīmē, ka pat ja mēs zinām, ka pārkāpjam likumu, mēs varam atļauties samaksāt dārgiem advokātiem. Un šā iemesla dēļ nejautāšu jums nevienu jautājumu, bet jautāšu Pahlas kundzei. Uh, vai mēs varētu iedziļināties vēl vairāk uh, jautājumā par kolektīvām prasībām, par platformu atbildību un citiem pasākumiem. Piemēram, algoritmu uzraudzība, algoritmas ētikas, algoritmu ētikas noteikumi, vai par to jūs arī domājat un kādas ir jūsu prioritātes? Paldies! Nu, gribu nodalīt šīs uh, kolektīvās prasības ir jābūt skaidrībai, ka GDPR neparādz šādas kolektīvās prasības, tās nav iekļautas šai regulā, bet tā dod vienkārši dalībvalstīm izvēles iespējas un tās var uzdot uh, organizācijām, kas aizstāv datu subjektu tiesības, uh, izdot rīkojums pārtvērt uh, nelegālas darbības, un tikai, ja ir īpaši pilnvarojums, tad var arī prasīt kompensāciju datu subjektiem. Bet pat patērētāju tiesības aizsardzības noteikumiem ir jāparādz arī šīs kolektīvās prasības un ir šis instruments likumdevējiem pēc iespējas ātri jāpieņem. Uh, un tad eh, tas attiektos arī uz eh, personas eh, datu aizsardzības pārkāpumiem. Šobrīd es teicu, ka Facebook gadījumā tikai četras patērēta aizsardzības organizācijas ir vērsušās tiesā, bet citās Eiropas valstīs šādi instrumenti, tiesiski instrumenti nepastāv. Tālāk par algoritmiem. Tas ir ļoti svarīgs, būtisks jautājums attiecībā arī uz GDPR, it īpaši attiecībā uz algoritmiem, kas pieņem automātiskus lēmumus attiecībā uz mākslīgo intelektu. Mums ir arī jāizvērtē īstenošana un interpretācijas kontekstā, kādas ir uh, patērētāja tiesības, ja automātiski ir pieņemts uh, lēmums par piekļuvi kaut kam balstoties uz personas datiem, teiksim, vai nu jūs tikat izslēgts vai nē. Un uh, ir noteikts, uh, ka ir tiesības uz paskaidrojumu un tiesības nepiekrist šādam lēmumam, bet šeit ir jābūt skaidrai interpretācijai par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies. Nākamā Madija Delvo. Paldies. Es arī uzdošu jautājumu Bahal kundzei. Es esmu piedalījusies abās šīs uzklausīšanas daļās, un kāda ir nozīme uzdot jautājumus Facebookam? Jo tur nav nekā jauna, viss ir kārtībā, un es tikai vēroju kāda ķermeņa valoda tiem cilvēkiem, kas sēž šajā paneļa pusē, un man ir tāda sajūta, ka tas, ko stāsta vienā paneļa galā, nav gluži tas pats, kam piekrīt vai nepiekrīt otri. Mūsu datu aizsardzības aģentūrai būs e, jāīsteno e, zināmas lietas ar e, šo izaicinājumu. Mums ir jāsamierinās, jāsaprot, Būs nepieciešama harmonizēta pieeja starp eh, dalību valstīm. Tas būs lielākais eh, izaicinājums, un es domāju, ka šie 4% ar to varbūt pietiek, bet eh, varbūt citos gadījumos varētu būt kolektīvās prasības celšana. Un mans jautājums par datu aizsardzību, vai tas ir komisijas priekšlikuma ietvaros? Kā mēs varam novērtēt morālo kaitējumu? jo tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs runājam par finansiālu kaitējumu, bet kā ir ar morālo kaitējumu? Kā jūs raugāties uz uh, šo aspektu? Uzdev jautājumu ļoti ilgi atvainojos, saka runātāji, paldies! Uh, saka Pahla kundze, uh, man laikam nebūs tāda pilnīgi gatava atbilde, bet es domāju, ka ir svarīgi saprast, ka GDPR atzīst, ka ir gan materiāls un nemateriāls kaitējums datu aizsardzības pārkāpumiem un uh, datus subjektiem tiek dot šāda iespēja prasīt eh, atlīdzību, tas pastāv Eiropas Savienībā, un otra lieta - datu vērtība, nu, tur mums nav nekādi standarti, tur nav tāda skaidra tiesas judikatūra vēl, varbūt, ka Maks tur kaut ko var piebilst. Domāju, ka mums būs jāraugās, ko tiesa lems Uh, attiecībā uz to lietu, ko ir ierosinājušas uh, mūsu organizācijas. 200 uh, eiro tiek prasīti Cambridge Analytica gadījumā lietotājiem, bet tāpat arī tiek prasīta kompensācija visiem Facebook lietotājiem. Nu, Tas ir varbūt tikai viens tāds atsaucas punkts pagaidām, bet te, te nav runa tikai par ekonomisko kaitējumu, kas būs ļoti grūti pierādāms daudzos gadījumos, bet ir nepieciešama arī kompensācija ne ekonomiski nefinanciāla rakstura kaitējumam. Paldies, ja drīkst, burtisku sekundi. 750 eh, eh, eiro, piemēram, Austrijā tiek piemēroti par nepareizu datu ieraksti, un eh, Kanādā šī summa palielinās pat līdz 20 tūkstošiem Kanādas dolāru datu jomā. Protams, par to lems tiesa, bet es domāju, ka 200 varētu būt pats samākais līmenis, par ko mēs varētu domāt. Un ja to tad reizina ar miljonu cilvēku, ko tas skar, nu tad eh, dažkārt tas jau ir virs 4% un tas jau kļūst interesanti. Paldies! Kornelija Ernst nākošā. Paldies! Gribētu uzdot jautājumu Maksam Šremam. Ir bijis daudz sūdzību, strīdu, ķildu, citi ir bijuši veiks, ar veiksmīgāku iznākumu, citi ar mazāk veiksmīgu. Ja mēs runājam par sūdzību mehānismiem, uzraudzības iestādēm un uzticēšanos, uzdošu jautājumu, ko tad Facebook vajadzētu darīt, lai atgūtu Maksa Šrēma uzticēšanos? Tas man ir visai svarīgi, jo atkal tagad ir ierosināta sūdzība nevien pret Facebook, bet arī citiem portāliem runājot par datu aizsardzību. Pirmais jautājums tas bija. Otrais jautājums, ja mēs runājam par uzraudzības iestādēm, kādas ir to pilnvaras, vai tās var patiešām veikt pietiekamu kontroli, kā tas praktiski izskatās. Trešais jautājums ārkārtīgi lakonisks. Jā, WhatsApp um, kolēģi no liberāļu grupas tagad ir noraizējusies, vai vispār to var uh, mierīgi izmantot. Ko jūs par to domājat? Paldies! Sākšu no beigām. Attiecībā uz WhatsApp jautājums ir tāds, ka uh, dati tiek uh, pārdoti, tā teikt, pārvietot tālāk Facebookam, un tā ir viena no fundamentālajām problēmām. Un Tur es neviens neko nevarēšu atbildēt. Well, Un eh, tā ir fundamentāla rakstura problēma daudzām kompānijām. Otrām kārtām attiecībā uz iestādēm. Man šķiet, ehm, GDPR ietvaros iestādēm tagad ir eh, iespējas veikt izmeklēšanu, domāt par kaut kādām sankcijām. Lielais jautājums varbūt ir ne tik daudz tū, likums, bet kultūra. Es kā normāls parasts jurists sāku darboties šajā privātuma jonā. Uh, Tātad, ja kāds noparkojies nepareizā vietā, tad, nu, saņem sodu. Privātuma jomā neviens nesaņem nekādu sodu, ne par ko. Un tas ir kultūras jautājums. Ir šis privātuma burbulis, kurš sācies 80. gados ar tādu neobligāto likumdošanu. Nu, ja jūs gribat, tad nodrošina atbilstību. Es domāju, ka fundamentālais jautājums tad parādīs tuvākajos divos, trīs gados, vai iestādes Eiropas Savienībā izveidos īstenošanas um, sektoru, kā piemēram banka jomā. Uh, vai arī pieturēsies pie šī vecā tipa procedūrām, un būs interesanti redzēt, kā tas virzīsies arī dalību valstīs, kāda būs dinamika. Un kas Facebookam jādara, lai nodrošinātu atbilstību? 90-95% procesēšanas darbības ir legāls, jebkurā gadījumā lielākā daļa, ko viņi dara, ir eh, tur viss kārtībā. Un visas uh, sūdzības uh, Sūdzību gadījumos fundamentāla problēma ir tāda, ka pastāv atkal šī kultūras atšķirības starp ASV pieeju uh, privātumam, kas balstās Kalifornijas likumdošanu, un Eiropas pieeja, kas fundamentāli ir pilnīgi citādāk strukturēta un uh, tā tad panāk tāda sistēma, ka visi dar visiem, nu, tur rod šis konflikts. Un arī reklāmas jomā es domāju, ka ļoti daudz ko varētu atrisināt. Ja Facebooks varbūt būtu nu, madā, mazāk bagāts, bet tas būtu pieņemāk un labāk visiem. Paldies! Ja mēnē frāgi geht an... Pauls Rībiks. Gribētu uzdot jautājumu Lordam Alanam. Kāda ir uh, sadarbība ar Eiropas Savienības datu aizsardzības uh, iestādēm? Un kādi ir datu aizsardzības mehānismi ieguvumi un trūkumi? Paldies! So, <clears throat> to clarify that we've made a Nu, es ceru, ka esam kaut ko pozitīvu panākuši pēdējo mēnešu un gadu laikā. Mūsu GDPR atbilstības ietvaros mēs um, izstrādājām plašu programmu, iesaistot uh, plašu Eiropas datu aizsardzības iestāžu klāstu. Jāgrāk šķita, ka mēs iesaistījāmies tikai ar īrijas uh, iestādēm un regulātoru tad eh, tagad eh, mēs iesaistamies daudz eh, plašāk un biežāk ar DPA, tātad šo datu aizsardzības iestāžu tīklu. Arī Stīvens Dedmens, kurš Vodafonā strādāja pirms viņš pārnāca uz Facebook, un tātad arī jāuzsver viņa loma, viņš veido biroju GDPR ietvaros, tas ir tāds, nu, ļoti nopietnas birojs, un viņa darbs būs tieši darboties datu aizsardzības jomā. Nu, es te tagad negribētu aizsargāt un pasargāt visu, ko esam agrāk darījuši, izdarījuši. Ir pamatota kritika un ir punkti, kur mēs neesam eh, vienas prātes. Varbūt pastāv arī dažādas tiesību aktu interpretācijas un eh, tiesas eh, prāvas ir, kur mēs esam zaudējuši, kur esam uzvarējuši. Tātad dažkārt mums ir taisnība, dažkārt nē, bet mums ir ļoti liela nopietna attieksmi pret GDPR, atbilstības nodrošināšanu, un es ļoti labprāt eh, gribētu noslēgt šo 5 līdz 10 procentu eh, logu, par ko Maks runāja, mēs esam nonākuši līdz tam punktam, ka viņš ir apmierināts tā, ka, nu, es domāju, šis varētu būt tāds, nu, piestiepjams mērķis, lai visi būtu apmierināti. Is Isabella again. Thank you. Torno sull'or... Paldies. Jāsaka, sākotnēji jūs man nepārliecinājāt, jo. Ja jūs tik tiešām gribat eh, cīnīties, nu, tad jāveido nopietna sistēma. Tā tad nodrošināt šo autentifikācijas drošības eh, kodu uz eh, telefonu. Es domāju, ka tā tomēr atrisināt daudz problēmas. Citādi gribētu teikt, ka runa par šo vēlmi risināt šos neīstos kontus, nu, tas viss tā kā tāds joks izklausās. Uh, Tālāk par privātuma tiesību aktiem. Kāda juridiskā bāze ir bijusi attiecībā uz šiem datiem un par privātumu politiku? Tagad runājot par leģitīmām interesēm, kādas tad ir šīs leģitīmās intereses uh, izmantot uh, datus, lai taisītu naudu? Nu, tātad kā, kādā aizpratnē jūs to saprotat? So, so on, on, uh... Tātad par šiem neīstajiem viltotiem kontiem kā jau es centos atbildēt, un es domāju, ka šis ir tāds liels debašu lauks, atkal ir tāds eh, plašs lauks GDPR eh, regulā, datu minimizēšana. Nesam pārliecināti, ka eh, papildus vēl sensitīvas informācijas vākšana, lai verificētu, kāda identitāte būtu pamatojama, bet mēs saprotam, ka ir Eiropas Savienības dalība valstis, kur tas ir tāds atvērts diskusija jautājums, un tas arī ir tas, par ko vajadzētu domāt. Es saprotu, ka šobrīd ja mums pastāv būtiski šaubas par kādu identitāti, un ja mēs domājam, ka tas ir neīsts konts tādos apstākļos, tad mēs prasām papildus informāciju, un tad tas būtu pamatojums, bet papirīs, prasīt papildus informāciju no visiem Facebook lietotājiem, nu tas nebūtu pamatot. Atkal šīs debatas ir atvērtas, tās var mainīties, attīstīties laikgaitā, un dalība valsts var teiksim, tādas valsts kā Igaunija, gribēs varbūt kaut kādu likumdošanu tur izstrādāt un reaģēt attiecīgi, citas nē. Uh, Mēs satraucamies par šo problēmu, bet mums ir jāizlīdzsvaro drošības intereses pēc privātuma interesēm, lai mēs nevāktu vairāk informācijas, kā mums stingri ņemot nepieciešams. Par leģitīmiem interesēm mēs uzskatām, ka ir lietas jādara, lai mēs nodrošinātu pakalpojumu individam, un daļēji tā jau ir tā darbība, kā mans kolēģis skaidroja, mums ir uh, jādibina šis pakalpojums, jānodrošina. Mēs uzskatām, ka var nodalīt, atdalīt datus, kas ir vākti par trešo pušu lietotām vietnēm, bet eh, droši vien, ka to maks un citi var arī piekrist, ka tas ir atbilstoši, tātad likt eh, kopā šos eh, sociālos tīklus un šīs pamatdarbības, kas ir saistīts ar šī sociālā tīkla, tā teikt, nodošana individam. Uh, Paldies! Kārā pēcpusdiena tuvojas noslēgumam. Es gribētu pateikties visiem, bet gribu pateikties īpaši jums par to, ka bijāt tik disciplinēti un pieturējāties um, pie atvēlētā laika. Gribu pateikties arī tūkiem un gribu uh, teikt, ka mēs tiešām ļoti novērtējam jūsu devumu un esam jūsu pusē. Paldies par to! Tagad vēl gribu atgādināt, ka nākošā sanāksme notiks Strasbūrā 2. jūlijā. Ir jau apstiprinājums, ka Kinga kungs, Jurovs kundze un Ansip kungs un arī komisijas vicepriekšsēdētājs Timermans un Vestagers kundze ieradīsies. Tātad um, tas būs komisijas uh, tie, tie būs komisijas pārstāvi, viņu klātbūtne ir ārkārtīgi svarīga, un tāpat arī sagaidam. Sandbergs kundze piedalīsies šajā sanāksmē, gan tas vēl nav pilnīgi apstiprināts, bet Sandbergs kundze. Un uh, mēs domājam, ka būs ārkārtīgi svarīgi uh, viņu uzklausīt šīs komitejas sēdē. Tā tad nākošā mūsu sēde būs 2. jūlijā, un uh, Lībe locekļiem gribu pateikt, ka mums būs sanāksme 28. jūnijā. Tā gan vēl ir jāapstiprina, un tad 2. Eh, un 9. un 10. jūlijā mūsu sanāksme Strasbūrā un vai Briselē. Paldies! Līdz ar to slēdzam šo sanāksmu, lai visiem jauks vakars! Thank you.